Cienījamie kolēģi, pirms uh, atsāksim darbu, gribētu izteikt uh, līdzjūtību uh, no Eiropas parlamenta puses. Vakar Etiopijā, kā jūs zināt, notika traģisks nelaimes gadījums, gāja bojā 157 cilvēki un to starpā daudzi Eiropas Savienības pilsoņi. Eh, šodien mēs eh, atzīmējam eh, Madrides uzbrukumu gada dienu. 2004. gadā notika uzbrukumi, kuros daudz gāja bojā un bija ievainoti. 11. mārts ir kļuvis par simbolisku datumu. Mēs pieminam šajā datumā visus terorismu upurus. Kā jau mēs minējām, pirms Ziemassvētku uzbrukumi notika arī šeit, Strasbūrā. Mēs nedrīkstam nolaist rokas, mums vienmēr jācīnās un jāaizstāv uh, savas vērtības un mūsu uh, brīvības pret šiem barbariskiem teroristu uzbrukumiem. Pirms uh, pieciem gadiem Krimas daļa tika iekļauta Krievijas sadaļā, un mēs uzskatām, ka Krimas aneksija ir starptautisko tiesību pārkāpums. Tātad tas pārkāp daudzus starptautiskus dokumentus, eh, Helsinki memorandu un citus, un eh, šodien tad mēs atkal eh, kārtējo reizi paudīsim savu attieksmi un pārliecību, ka mēs esam pilnībā par Ukrainu atbalstam to un tās neatkarību un suverenitāti. Jāsaka, ka ir notikuši ļoti dramatiski notikumi. Venecuēlā uh, ir uh, cietuši cilvēki, sievietes, bērni, tāpēc, ka ir trūcis uh, ūdens un elektrība. Un uh, tā ir ārkārtas uh, situācija. Eiropas uh, parlaments izsaka aicinājumu valstī darīt visu iespējamo, lai Venecuēla atbriekstos pie normālas situācijas, jo normālā valstī šādas lietas nedrīkstētu notikt. Uh, tas ir valdības bezatbildības demonstrējums. Uh, Eh, Maduro nepilda savus eh, pienākumus, eh, viņš tikai pasliktina jau tā smago humanitāro krīzi. Līdz ar to tagad atsākam sēdi, ko mēs pārtraucām 14. februārī. 14. februāra protokols eh, ir eh, izdalīts jums pieejams vai kādu vērojumu komentāri. Ja nē, tādā gadījumā protokolu mēs apstiprinam. Juridisko lietu komiteja ir eh, nolēmusi Vintera un Laskotev kunga informāciju pārbaudīt un piešķirt viņiem mandātu sākot ar 10. un 24. jūniju. Eh, šajā gadā. Vai ir kaut kādi iebildumi? Ja nē, tad eh, apstiprinam šos eh, mandātus. Juridisko lietu komiteja ir lūgusi pārbaudīt La Commissione Konstitucionālo lietu komiteja ir ieraicinājusi uh, interpretāciju uh, Uh, not, not, noteikumu 228. pantam, 3. punktam, 4. Uh, punktam, un ja uh, neviens neiebildīs pret šo interpretāciju, tad mēs uzskatīsim to par pieņemtu, ja neviena parlamenta grupa vai arī minimālais parlamentāriešu slieksnis neiebildīs pret to. IMCO komiteja ir nosūtījusi uzsākt sarpiestāšu sarunas atbilstoši 69.4 punktam uh, regul regulām reglamentā. Tātad eh, mandāts attiecībā uz konkrētiem ziņojumiem ir iekļauts eh, sarakstā. Atbilstoši reglamentu 69. pānta 2. punktam politiskā grupa vai grupas deputāti, kur skaits sasniedz vismaz vidēju obligāto minimumu, var rakstiski pieprasīt līdz nākošās dienas beigām pēc paziņojuma 11. martā, lai lēmums par sarunu sākšanu tiktu izvirzīts balsošanai. Ja šajā punktā pirmajā daļā noteiktajā termiņā šāds pieprasījums nav saņēmts, tādā gadījumā komitejas var uzsākt savas sarunas. Atbilstoši 105. pantam priekšsādātāja eh, konference ir informējusi, ka ir eh, celti daži iebildumi attiecībā uz eh, ekon komitejas eh, dažiem delģētiem aktiem. Šie delģētie akti ir uh, iekļaut konkrētā sarakstā, ja 24 stundu laikā eh, noteikts deputātu skaits vai grupa eh, neizteiks iebildums, tādā gadījumā šīs rekomendācijas mēs uzskatīsim par pieņemtam, ja pretējā gadījumā tad tas tiks pakļauts balsošanai. 154. panta eh, sakarībā esam saņēmuši trīs prasījums pirmkārt par Eiropas zivsainiecības fondu un jūniecības lietām. Uh, saistībā ar Eiropas Savienību, Brexit apvienotās karalītes izstāšanās no Eiropas Savienības. Uh, un tas saistās ar zveļas atļaujumu Eiropas Savienības ūdeņos. Tātad šis uh, priekšlikums ir iesniegts Trānu komitejā attiecībā arī uz uh, dzelzceļa savienotojamības principiem. Balsojums par šiem trim prasījumiem notiks rīt no rīta. Uh, sēdes sākumā, un attiecīgie dokumenti ir pieņemami, uh, pieejami plenārsēdes uh, mājaslapā. Vēlos informēt, ka trešdien kopā ar padomus priekšsādātāju parakstīšam 12 aktus, kas ir apstiprināti likumdošanas procedūras ietvaros atbilstoši 78. reglamenta pantam, un attiecīgi šo dokumentu nosaukumu būs šīs sēdes protokolā. Un tagad pārāsim pie šīs dienas darba kārtības un šīs nedēļas sesijas. Priekšstādātāja konference ir apstiprinājusi uh, darba kārtības uh, priekšlikumu. Tas jums ir pieejams. Rēgu un Rīvoli. Jā, redzat, kurš gribēja izteikties? Thank you very much, Miss. Uh, Liels priek paldies priekšsēdētāji. Atbilstoši 22. pantam jums ir uh, iespēja pārstāvēt parlamentu oficiālā kapacitātē, sākot no 29. līdz 31. martam. Uh, ģimeņu uh, darba kongress notiks Veronā. Šis ģimeņu darba kongress, tā ir organizācija, ja jūs nezinat, tātad mēs esam cīnāmies pret homofobiju un, pret, un strādājam pie saistītiem jautājumiem. Tā ir arī Jūs, priekšsādātāja kungs, esat uh, izvirzīts kā runāt, viens no runātājiem eh, šajā uh, pasākumā. LGBTI grupa ir aicinājusi paust jūs, kāda ir jūsu nostāja. Kad jūs uh, stājāties savā matā, jūs teicāt, ka jūs pārstāvēsiet šī parlamenta vērtības un pozīcijas, un parlaments ir konsekventi balsojis uh, par uh, seksuālās uh, pašnoteikšanās iespējām, un es tad uh, prasu, vai jūs pildīsiet savu uh, solījumu, un vai arī ne, un vai jūs plānojat apmeklēt šo konferenci. In quei giorni io sarò. Es uh, eh, Asīsī būšu un uh, piedalīšos uh, pasākumā par uh, mieru. Uh, tur piedalīsies Itālijas un uh, Jordānijas, uh, Vācijas uh, Merkele tātad būs Asīzī miera konferencē. Prego. Eh, priekšsēdētāji par darba kārtību. Es nu pat eh, redzēju ziņojumu, ka Mējas kundze ieradīsies Strasbūrā, lai tiktos ar Junkeru kungu. Vai jūs esat par to informēts, priekšsēdētāja kungs? Un, ja jā, vai jūs uzaicināsiet viņu arī uzrunāt šo parlamentu? Dodiet man laiku atbildēt, saka priekšsēdētājs, uz uzdoto jautājumu. Tā tad man tika uzdots jautājums, saka priekšsēdētājs, man ir jāatbild. Jā, jā, eh, tik tiešām mm, tā eh, būs. Eh, redzēs, viņi ieradīsies vēlu vakarā un. Tādā gadījumā varbūt būtu viņai iespējams ierasties, bet rīt eh, no rīta viņa šeit nebūtu jebkurā gadījumā, tā ka šķiet, ka ir ļoti maz šī iespējamības pakāp, ka viņa varēs uzrunāt parlamentu. Pēdiķinī kungs 11. Eh, pants eh, reglamentā nosaka un atbilstoši tam deputāti nedrīkst aizskart un apvainot citus deputātus un arī tos, kas runā šajā plenārsēdē. Pagājušā plenārsēdē bija ļoti apkaunojošs akts, mēs to vērojām no kolēģa Verhofstāda puses, kurš sev atļāvās aizskart un apvainot Itālijas premjerministru, kurš pārstāv visus 60 eh, miljonus eh, itāļus un līdz ar to Eiropas Savienības pilsoņus, es domāju, ka eh, tas ir tāds apkaunojušs akts un šāda rīcība no Verhofstadt kunga puses ir jāsod, kā to paredz parlamenta reglaments. Uh, nu, jūs uh, sakat, ka Verhofstāts nedrīkst aizvainot citus, nu tas ir jāsaka viņam. Uh, Bet te runa par uh, Itālijas premjerministra runātājs. Nu, viņu, tātad Itālijas premjerministru ir izvēlējuši Itālijas uh, iedzīvotāji, un vai atbilstoši izteikties šādā veidā, tiek uzdots jautājums. Intvelds kundzei vārds. Ah. Es domāju, ka es esmu Eiropas parlamentā, bet izrādās, ka Itālijas parlamentā vēlos atgriezties pie Rēnkas kundzes jautājumu, jo jūs to palaidāt garām. Jūs uh, bijāt iekļauts runātāju sarakstā minētajā konferencē, un mēs lūdzām uh, rakstiski jūs to noprecizēt, bet pēc tam jūsu vārds no runātāju sāraksta pazuda, un mēs neesam saņēmuši nekādu rakstisku paskaidrojumu, un es uzstāju, lai tāds būtu. Paldies! Fa... Gentile onorevole, cri... Mm. Cienījamie kolēģi, jā, ja vēlaties, var arī sniegt rakstisku atbildi, un to saku šeit parlamentā, bet es domāju, ka ir svarīgi pateikt to visu priekšā, ka, jā, šādu vēstuli nosū, nosūtīt es, kā es teicu, būšu asīzī konkrētajā dienā, nu es nevajag šeit izvērst kaut kādu polemiku, un, jā, esmu uzaicināts, nu tad varat atrasties tikai vienā vietā, un es būšu citā pasākumā pārstāvējuši Eiropas parlamentu, un tāpēc nav jēga uzdot šādu jautājumu, jo nevar būt divās vietās vienlaicīgi. Made... Intvelds kundze. Priekšsēdētāji, man šķiet, ka jūs situāciju vēl vairāk pasliktinājāt, jo varbūt, eh, ka jums ir vēl kādi eh, citi pasākumi tajā laikā, bet jūs tikāt iekļauts kā viens no galvenajiem runātājiem eh, konferencē Mm, kur tiekas eh, cilvēki, lai stātos eh, pretī homofobiem un um, līdzīgi domājošiem. Bet mēs gribētu no jums saņemt praktisku paskaidrojumu šādai jūsu rīcībai. Es atkārtoju, kurēju reizi es eh, sniegšu rakstisku uh, atbildi, bet uh, es domāju, ka šeit atbilde plenārsēdē ir daudz vērtīgāka. Uh, neesmu saņēmis eh, priekšlikumu, kā es eh, prie, eh, uzaicinājumu. Es došos uz citu pasākumu, es nevaru būt jūs minētajā pasākumā, un es neesmu iekšlietu ministrs savā mājas zemē, mani nevar aizliegt apmeklēt kaut kādus pasākumus, un es, kā es teicu, būšu asīsī, un tur ir atradīšos Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, gribam eh, runāt par ECR grupas eh, priekšlikumu par milzīgajiem plūdiem, kas ir skāruši reģionu Krētā, un tur ir cietuši ļoti daudzi privātie un publiskie īpašumi. Es jau divas reizes esmu apmeklējis šos cietušos reģionus, un Kanēs reģions. Uh, izskatās pilnīgi kā tāda, nu, sabumbota vieta, tur ir uh, pilnībā sagrauti, pārauti ceļi un uh, nav iespējama lauksaimnieciska darbība. Pagājušajā nedēļā tehniskā sanāksmē EKE e grupa jau uh, lūdza uh, pievienot šo jautājumu plenārsēdz uh, darba kārtībā, tā tad, lai tiktu pārunāts uh, šo kaitējumu uh, kompensēšanas jautājums. Uh, Tātad mēs vēlreiz šobrīd ierosinam, ņemot vērā, ka mūsu priekšlikumu nepieņēma citas politiskās grupas, tātad ierosinam sekojošu. Tātad mēs ierosinam šodien, lai mēs pievienotu šo manis minēto darbkārtības jautājumu darbkārtībā, lai būtu arī rezolūcija par to, ka nepieciešams veikt pasākumus par labu tiem, kas ir cietuši no plūdiem Krētā kā es teicu, infrastruktūras atjaunošanai. Es domāju, ka tā būtu minimāla mūsu solidaritātes izpausme mūsu līdzpilsoņiem Krētā. Es aicinu kolēģis atbalstīt šo EKR priekšlikumu, kā es teicu, pievienot kā astoto darba kārtības jautājumu šo dabas katastrofas radīto seku likvidēšanu un uh, atbalstu un aicinu arī izdot rezolūciju šajā sakarībā. Aicinu priekšsēdētāju aicināt jūs balsot par šo aicinājumu. Paldies! Jā, tā tad uh, jūs vēlaties mainīt darba kārtību un uh, Tā tad ir šis uh, ierosinājums pievienot uh, kā astoto darbkārtības jautājumu attiecībā uz komisijas paziņojumu par uh, plūdiem Krētā. Vai kāds grib izteikties pret šo priekšlikumu? Pēc tam balsosim. Neviens nav pret, tātad personāla balsojums tagad aicinam par, balsot par šo EKR grupas priekšlikumu par plūdiem Krētā. Beidzam balsot. Un noraidīts priekšlikums. Otra diena tautas partijas grupa ir uh, lūgus, lai augstās pārstāves un komisijas vicepriekšsēdētājas uh, paziņojums. Ko jūs vēlēties teikt, lūdzu? Priekšsēdētājs pārtrauc savu izteikumu. Uh. Paldies, priekšsētāji. Tātad otrdien e, S&D grupa lūdz iekļaut Lokegārdu ziņojumu. Es atvainojos, lūdzu pacietību. E, ir arī citas grupas ir ierosinājušas jautājumus, un mēs liksim tos balsošanu. Euh, nē, es atvainojos, negribēju traucēt darba kārtību, bet uh, ceru, ka jūs piefiksējāt, uh, ka man nav balsošanas karta līdzi un es biju pret uh, šo iepriekš izteikto priekšlikumu. Tas arī viss, ko gribēju teikt, saka Pervanšs Beres kundze. Tā tad attiecībā uz otru dienu ir vairāki grozījumi pieprasījumi. Sāksim ar Tautas partijas grupas lūgumu, lai augstās pārstāvs un komisijas vicepriekšsēdētājs izteikums par eh, Eiropas cilvēktiesību pārkāpumiem un sankciju režīmiem, lai tātad tas eh, tiktu mainīts un lai to saukt par eh, Magnitska likumu attiecībā uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Es tagad dodu vārdu Predz kungam izteikt šo priekšlikumu savas grupas vārdā. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka priekšlikums ir ļoti labi saprotams. Mēs gribam pievienot šo atsauci, mm, kas ir ļoti būtiska, tātad uz Magnitski, jo uh, Mūsu prāt, tas jau ir zināms mūsu nu, publiskā viedoklī, ka ir jācīnās pret šiem cilvēku tiesību pārkāpumiem sankciju režīmā, un es domāju, ka uh, šī pievienojuma, šīs atcaucas pievienošana padara skaidrāku mūsu darbības nolūku. Paldies! Sargentīnī kundze, vai jūs gribējāt izteikties pret? Jā, priekšsētā es gribu izteikties pret. Man šķiet, ka dotajā situācijā uh, tas neko nedos, ja mēs mainīsim virsrakstu, jo mēs meklējam uh, risinājumu globālām sankciju režīmām un mēs cenšamies uh, veidot dalību valstu koalīciju un uh, Magnitska vārda iekļaušana nosaukumā noteikti šajā procesā nepalīdzēs. Uh, Magnitska lieta ir fokusēta fokusētu vairāk uz eh, finanšu krāpšanos, kamēr mēs patreiz šajā konkrētajā gadījumā runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un patreiz eh, nav Eiropas eh, Savienības likumdošanas ar skaistu vārdu, ko varētu pieminēt un uz ko varētu atsaukties, un neviena no dalībvalstīm arī nav iekļāvusi atsauci uz Magnitska uzvārdu, piemērojot savus mm, sankciju, savas sankcijas. Tā vienīgais ASV to ir izdarījis. Tādēļ mēs gribētu virsrakstu saglabāt, nosaukumu saglabāt tādu, kāds tas ir. Paldies! Labi, tad balsosim par eh, tautas partijas priekšlikumu, lai mainītu šo nosaukumu, kurš par šo priekšlikumu. Kas ir pret? Apturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Joprojām otrdien sociāldemokrāta grupa ir uh, lūgus, lai debats par uh, Lakagārdu kungu ziņojumu par uh, piekļuvas prasībām produktiem un pakalpojumiem, lai tiktu pievienots kā sastais punkts darba kārtībā. Un dodu tagad vārdu Sedalovas kundzei, kura izteiksies par šīs grupas priekšlikumu. Lūdzu. Yes, indeed. Paldies! Jā, sociāldemokrātu grupa pieprasīja debatas eh, par Lokgārdu ziņojumu eh, par likumdošanu attiecībā uz piekļuvas iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņiem tiktu nodrošināt vienlīdzīgi pieeja ikdienas pakalpojumiem un precēm. Tas ir tādēļ, ka šī direktīva ir ļoti svarīga parlamentam un tā tika iekļauta arī eh, kopīgajā deklarācijā, kas tika pieņemta pirms diviem gadiem, un tā ir arī starp starpinstitucionālās sadarbības prioritāte. Pēc trialoga sarunām šīs debates dotu iespēju Eiropas parlamentam parādīt, ka mēs patiešām esam gatavi aizsargāt cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un skaidri parādīt, ka mēs to pašu sagaidām arī no dalībvalstīm un vēl vairāk. Paldies! Vai kāds gribētu izteikties pret šo priekšlikumu? Labi, tādā gadījumā balsosim. Tātad personāla balsojums sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Tātad eh, diskusijas pār Lokegārda kunga eh, ziņojumu. Eh, par ko ir paredzēts balsot trešdien, tiek pievienots kā sastais eh, darba kārtības jautājums pēcpusdienas darba kārtībā. Joprojām par otrdienu Alda grupa ir lūgusi, eh, lai augstās pārstāvis paziņojums par ārkārtas situāciju Venecijolā tiktu pievienots kā trešais punkts pēcpusdienas darba kārtībā pēc kāds pirī ziņojuma par, tātad 2018. gada ziņojumu par Turciju. Debats tātad tiktu noslēgts ar rezolūciju, par kuru paredzēts balsot ceturtdienā tādā gadījumā. Dod vārdu Nartkungam, lai paskaidro šīs šīs grupas priekšlikumu. Tajani. Paldies, priekšsēdētāji. Humanitārā krīze Venecuēlā ir pārsniegusi traģēdiju jau, un jau piecas dienas Venecuēlā nav elektroapgādes, un Kā jau es teicu, situācija no traģiskas ir pārvērtusies eh, par absolūti apakaliptisku, un tādēļ mēs gribām, lai būtu debatas ar rezolūciju par eh, krīzi un ārkārtas situāciju Venecuēlā. Paldies! Una propuesta, señor González Pons. Entiende? Vai gribējāt kaut ko piekri, pieteikt Nārta kunga teiktiem? Jā, es gribēju pateikt, ka mūsu grupa atbalsta Nārta kunga priekšlikumu simts dienas bez elektroapgādes. Um, tas ir novedis pie tā, ka ir uh, sabojāta pārtika, medicīnas preces, un uh, es domāju, ka mums ir tikai vēl vairāk jāpalielina sankcijas pret Maduro. Vai jums ir kaut kas piebilstams eh, vēl tam, ko teica Nartkungs Lambērkungs? Eh, nu, nedrīkst novērtēt pa zēmu šo ārkārtīgi smago situāciju Venecuēlā, bet eh, Tagad jau ir kļuvis tāds kā pieredums šeit parlamentā. Situācija Venecijolā iekļaut darba kārtībā, turpat uh, vai katru eh, plenārsēdi. Un es konstatēju, ka, zināms, eh, mūsu deputātu skaits instrumentalizē šo Venecijas jautājumu, un jūs priekšsēdētāji nesat pēdējais, kurš to dara, eh, izvērst šeit tādu politisko žestikulāciju, kā es to saucu. Es uzskatu, uzskatu, ka rezolūcija un debuka, de, debatas šajā parlamentā neved, nedos nekādu labumu, lai atrisinātu krīzi šajā valstī. Un, ja Eh, šeit eh, plenārsēdē <coughs> būtu klāt eh, Venecijas pārstāvi, nu es gribētu aicināt vākt pārstāvis, lai tiktu izveidot komiteju Venecijas jautājumā un lai tad būtu iespējams attiecīgi pārnot šo jautājumu. Ēģipte, piemēram, Šajā jautājumā par Ēģipti, piemēram, parlaments ir daudz klusāks, klusējošāks, un tā ir valsts, kas mums ir geogrāfiski arī relatīvi tuva, un varbūt arī tur būtu jāatrisina zināmas problēmas. Mettiamo... Aicinu balsot par uh, Alda grupas priekšlikumu, kurš par? Pret atturas pieņemts. Tā tad uh, pievienojam uh, vicepriekšsādātājs Noksās pārstāvis uh, paziņoja par ārkārtas situāciju Venecijolā kā trešo jautājumu pēcpusdienā pēc Katī Pīrī ziņojuma 2008. gada ziņojums par Turciju. Ceturtdien zaļo grupa un FDD ir eh, lūguši, lai debates pār mutisko jautājumu dzīvnieku labturības noteikumu akvakultūrā, lai debats tik noslēgts ar rezolūciju, par kuru tad tiktu balsots nākošā plenāra sēdē. Eh, Lambert kungs, lūdzu jums vārds. Nu, pavisam cita tēma, par kuru parasti šeit nerunājam parlamentā, un tā ir tieši dzīvnieku ciešanas, tātad eh, dzīvnieku labturība, labklājība ir. Uh, arvien vairāk eh, skaidrs, lasot zinātnisko literatūru, ka zīvis, kas tiek audzēts akvakultūras eh, metodēm, eh, izjūta smagas ciešanas un Jāsaka, šī problemātika kļūst arvien svarīgāka mūsu līdzpilsoņiem, un uh, mēs gribētu, lai būtu šo debašu beigās rakstiska rezolūcija, un tāpēc aicinu balsot uh, par uh, rezolūciju Marsa otrajās plenāra sesijā. Un tātad tādā veidā noslēdzot debats, kas notiks šo ceturtdienu. Paldies! Vai kāds gribētu izteikties pret šo priekšlikumu? Tātad jūs esat pret? Lūdzu! Uważam, że ten parlament powinien zajmować się. Priekšsēdētāji, šīs parlaments notarbojas ar cilvēku lietām, nevis dzīvnieku lietām. Es domāju, ka um, tajā pat laikā dzīvnieki cieš uh, no tā, ka viņi, piemēram, tiek dzīvi, um, pret viņiem tiek vērsta vardarbība un mēs ēdam uh, viņu gaļu, un kāpēc tad mēs nerunājam, piemēram, par dzīvniekiem šeit? Kurš ir pār eh, zaļo un EFTD grupu priekšlikumu? Kas pret? Man šķiet, ka bija vairākums pret, bet eh, pārbaudīsim drošības pēc balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Un tā tad esam tagad noteikuši darba kārtību, izdarījuši izmaiņas un pārējām pie debatēm. Please. Lūdzu, kas jums sakāms? Thank you, Mr. Pre Paldies, priekšsēdētāji. Es jau iepriekš lūdzu vārdu, bet jūs man diemžēl neredzējāt. Uh, mā, es gribu runāt par reglamenta 11. punkta otro daļu un uh, brīvā mikrofona procedūra uzstāšanās laiks ir uh, jāpiešķir. Um, Pēc paritātes principa. Mans kolēģis Margo Lako, viņa uh, gāja ārā no zāles un tika uh, pagrūsta uz trepēm. Uh, viņa nonāca uh, medpunktā, bet uh, jāsaka, ka patreiz uh, viņa uh, ārstējas slimnīcā. Es diemžēl nezinu, kurš bija tas deputāts, kurš viņu pagrūda, bet es domāju, ka kolēģi varētu lūdzu būt uh, um, iecietīgāki un izrādīt cieņu viens pret otru un nenodarīt fizisku kaitējumu viens viens otram. Nezināju neko par to, saka priekšsādātājs. Un, uh, jā, Jā, tas ir objektīvs uh, apgalvojums. Uh, Raudzīsimies, izmeklēsim, bet, nu, ja tas viss ir noticis nejaušā kārtībā, mēģināsim izpētīt, kas noticis. Paldies! kolēģis. Godātie kolēģi, sāksim mūsu šīs dienas uh, debatas. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā šodien ir uh, debatas par uh, Daltona kunga ziņojumu, kurš ir par informācijas apmaiņu par trešo valstu valsts piedarīgajiem uh, un Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu - ECRIS. Vispirms eh, gribu dot vārdu ziņojuma autoram Danielam Daltonu kungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Informācijas apmaiņas ar dalību valstīm ir svarīga, lai cīnītos pret noziedzību un terorismu pasaulē, eh, kur pārobežu noziedzība pieaug. Esošās normas eh, pieļauj eh, trešo valstu valsts piedarīgajiem viegli noslēpt savus noziedzīgās darbības pēdas Eiropas Savienības teritorijā. Patreizējā ekrīs sistēma darbojas tikai, lai noteiktu iepriekšējo sodāmību ES valstu valsts piedarīgajiem, nevis trešo valstu valsts piedarīgajiem piederīgajiem. Um, to var uh, atrast tikai individuāli vēršoties pie visām 27 dalību valstīm. Līdz ar to tā ir nepiln, tās ir nepilnības Eiropas Savienības likumdošanā, un šī regula ir paredzēta, lai šīs nepilnības likvidētu, uzlabojot sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalību valstīm cīņā pret terorismu un pārobežu noziedzību. Uh, Tas ir par to, lai tiesību sargājošām iestādēm uh, būtu pieejama pilnīga informācija, īstenojot savu darbību, un lai sodus varētu piespriest mm, taisnīgi un godīgi. Un Atrast pareizo līdzsvaru ir ļoti svarīgi šajā situācijā, lai netiktu diskriminēti ES valstu valsts piedarīgie. Uh, Es domāju, ka šajā ziņojumā līdzsvars ir atrasts, un tai mēs gribam arī piedāvāt tieskās aizsardzības līdzekļu šajās sarunās tīpaši, kas attiecas uz pirkstu nospiedumiem. Šī likumdošana uh, likvidē nepilnības likumdošanā vienlaikus nodrošināt individu tiesību aizsardzību un pieļaujot korķējušos pasākumus. Mēs arī esam iekļāvuši tieskās aizsardzības līdzekļus, lai informācija tiktu uh, apmainīta droši. Nav vienotas centralizētās datu bāzes, līdz ar to nav diferencēta attieksme pret ES valstu valsts piedrīgiem un trešo valstu valsts piedrīgajiem. Uh, jo automātiski sistēma dod vienu rezultātu, un līdz ar to dalību valstis var vieglāk pieprasīt eh, informāciju par iepriekšējo eh, sodāmību mm, to personu iekļaušana šajā sistēmā, kam ir duālā pilsonība, nozīmē to, ka personas nevar eh, noslēpt savu iepriekšējo sodāmību Eiropas Savienībā vienkārši aizvarot eh, vienu pasi. Vēlos vērsties pie ALDE grupas. Tas attiec tikai uz sodāmību ES teritorijā. Ja mums nebūs šī sistēma, tad uh, valsts iestādēm būs attiecīgi jāizvēlas, uh, kādā uh, sistēmā meklēt informāciju, un tas, šis lēmums būs jāpieņem, ņemot uh, vērā personas uh, rasi un valsts piedarību. Mēs gribam, lai tiesību sargājošām iestādēm būtu iespēja adekvāti reaģēt uz izdošu situāciju, un ja kolēģi balsos par to, ka sarunas atkal ir jāatsāk, jūs. Um, pakļaujat riskām uh, savus, uh, savus uh, pilsoņus. Uh, Un šeit, kā jau es teicu, ir runa tikai par tiem sodiem, eh, kas ir piespriesti Eiropas Savienības teritorijā. Visu triju institūciju juridiskie dienesti ir um, devuši savu atzinumu, ka šī likumdošana nav diskriminējoša, tādēļ aicinu parlamentu šo likumdošanu atbalstīt. Paldies! Tagad došu vārdu Juraus kundzei lūdzu nu, komisijas vārdā. Priekšsēd, godami deputāti, sākšu ar pateicības vārdiem referentam Danielam Dalton kungam un um, ehm, padoms prezidentūrai, kas ir ieguldījuši lielu darbu, uh, lai veiksmīgāk notikta informācijas apmaiņa par uh, trešo valstu pilsoņiem uh, ar saistām ECRIS DCN. Uh, Mēs eh, tagad meklējam risinājumu, kas būtu pieņemam visām pusēm. Komisija ir piedāvājusi ekris dīsienas sistēmu pēc terorismu uzbrukumiem Parīzē 2015. gada novembrī. Mērķis bija um, aizpildīt uh, vai novērst trūkums esošajā sistēmā, uh, sodāmības reģistros, labāk ļaujot eh, ES valstīm piekļūt citēs valstu um, reģistriem par eh, trešo valstu pilsoņu sodāmībām. Un tas tika iekļauts arī um, prioritāro darbu sarakstā, kas veicam pirms Eiropas parlamenta uh, vēlēšanām, un Eiropas parlaments ir padarījis savus darbus, kas tiem jādara šajā sakrā. Rezultātā saņemsim uzlabot sistēmu eh, sodāmības eh, informācijas apmaiņai, kas eh, stiprinās Eiropas brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Gribos pateikt, gribu pateikties Eiropas parlamentā deputātiem galvenokārt par divu Eh, problēma risināšana. Pirmkārt, tagad varēs vieglāk eh, pirks nospiedumus eh, iekļaut DCS sistēmā, un otrkārt, tātad to tie cilvēki, kam ir divu valstu pilsonības, arī es pilsonība, arī tiks iekļauti šajā sarakstā. Uh, es domāju, mēs esam tagad rasīju, raduši e, risinājumu, kas nodrošinās, ka ekris dīsienas sistēma savu mērķi pildīs. E, mums būs vieglāk informācijas apmaiņa, ja efektīvāk informācijas apmaiņa. E, un te tiks ņemt arī vērā individu tiesības. Komisija arī pilnībā atbalsta kompromisu, ko ir raduši līdz likumdevēja un ar prieku gaidām rītdienas balsojumu šajā sakarā. Paldies! Tagad nākamais Kelmela kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēžu kungs! Sirsnīgs paldies referentam, vadošās komitejas referentam par lielisko darbu un paldies arī komisijai par lielisko sadarbību šajā jautājumā. Šī procedūra, kas ir informācijas tehnoloģija procedūra, pa kur šodien runājam, ir noteikti jāpadara efektīvāka, plašāka, jo pašreiz tā nedarbojas pienācīgi. Mēs nesaņemam pietiekošu skaitu un pietiekošu precizitāti informācijas. Sistēma ir ļoti neefektīva, tā rada eh, līdz pat 78 eh, miljonu eh, liekas izmaksas dalībvalstīm sarežģītības dēļ. Uh, Ehm, jaunā procedūra liks Eiropas Savienībā apmēram 13 miljonu eiro investēt, arī dalību valstīm apmēram tādu pašu summu, taču šī nauda būs labi investēta, jo rezultātā saņemsim efektīvāku procesu, kas ehm, uzlabos drošību Eiropas Savienībā un atbildīs visam tiesību valsts prasībām. Es domāju, ka tieši šeit Eiropas Savienība spēs parādīt, ka tā ir ir uzsākusi labu ceļu un tiešām sargā Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Paldies, Pāls Čāki kungs. Paldies, priekšsēd. Es gribētu pateikties kolēģim Daltonkungam par darbas ar šo dokumentu. Eiropas Tautas partība un EKR eh, ļoti veiksmīgi eh, sadarbojās. Tas bija labs piemērs mūsu sadarbībai. Pēc 2016 gada eh, eh, padomas priešlikumu, tagad mums ir konkrētāks likumdošanas eh, priešlikums, ar ko tiek izslēgts līdzinējās tehniskās problēmas un arī vieglāk ne kompetentā piekļūšai sistēmai. Gan komisija, gan padome atzina, ka uh, šīs sistēmas uzlabošana ir atslēga nozīme eh, krimināla tiesību eh, informācijas apmaiņas uzlabošanai par trešiem pilsoņiem. Un um, ir ļoti uh, um, svarīgi arī, ka šeit ir iekļauta tagad pirksts nospieduma šajā datubāzē, arī tiem varēs tiesības sargājošās iestādes piekļaut. Mēs vēlamies uh, uh, uzlabot Eiropas Savienības pilsoņu drošumu, un tieši tādēļ es arī debatēsies par šo likumprojektu iestājos par to, ka e, šajā datbāzē būtu iekļaujami ne tikai trešo valstu pilsoņi. Esmu pārliecināta par to, ka um, dubultpilsoņi um, um, arī ir jāiekļauj obligāti šajā eh, sarakstā. Eiropas Tautas partija atbalsta šo dokumentu, jo tas ir būtisks solis uz priekšu, uzskatām, eh, ka eh, līdz ar to tiks sistēma padarīta daudz efektīvāka. Paldies par uzmanību. Paldies, Hēdas kundze. Trīs minūtes. Paldies. Thank you. ir tagad mums uz galda divi priekšlikumi. Mm, ceļš uz tiem bija tāls, eh, sarežģītāks nekā es pati to sākumā domāju. Eh, krimināla eh, tiesām dalībvalstīs un tiesības sargājušiem iestādēm jāvar labāk piekļūt informācijai par iepriekšējo sodāmību, un tam tā tiešām ir jābūt, tas ir ļoti svarīgi Um, bet, e, e, jā, padomu vēlējās vēl plašāku e, sistēmu. Bija zināms domstarpības starp iestādēm, bet galvenā problēma mūsu skatījumā bija potenciālā diskriminācija, respektīvi divējādā tieksme pret personām, kurām ir Eiropas Sanības pilsonība, kā arī tām, kam ir um, dubulta pilsonība un arī trešo valstu pilsoņi. Jāuzdod arī jautājums, cik datubāzēs šie cilvēki tiks reģistrēti, <clears throat> kur viņi pirkstu nospiedumus reģistrēt. Mēs mēģinājām ar zaļiem un goju kopā prezentēt priekšlikumus, kas būtu balstīti uz objektīvākiem kritērijiem, taču, diemžēl, mūsos neieklausījās. Kļuva acīm redzami, ka Eh, komisijai ir citi mērķi. Eh, eh, gal galā arī ir Eiropas Savienības informācijas sistēma um, ehm, sadarbspēja jāuzlabo. Uh, Eh, drīz būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Eh, tajās ir gaidām labējo ekstrēmistu panākumi. Eh, es esmu nobažīsies, ka mēs raidīsim signālus, ka personas, kam ir ES valstu piedarība, citās valstī un citu valstu piedarīgie pret viņiem ir atšķirīga attieksme. Mums ir vajadzīga sistēma, ir labāka informācijas apmaiņai par iepriekšējo sodamību, ne tādu kā šī. Uh, Eh, pēc eh, rūpīgām pārdomām esmu kā referenti nonākusi pie pārliecības, eh, ka rekomendēšu mūsu politiskajai grupai atturēties balsojumā. Nākamā Stevenses kundze. Priekšsēdī, kolēģi. Tātad mēs runājam par datbāzi, kas ļauj es dalību valstīm apmainīties ar informāciju par uh, iepriekš sodītiem trešo valstu pilsoņiem. Um, E, datbāze netika izveidota uh, informācijas apmaiņai par trešo valstu pilsoņiem, bet par ēst pilsoņiem. Uh, tagad bija jāpārvar zinām birokrātiskie šķēršļi. Praksē bija tā, ka tiesām bija jānosūta 27 tiesiskās palīdzības lūgumus visām pārējām dalībvalstīm. Šīs sarežģītās procedūras dēļ uh, Eh, tas gandrīz tā arī nenotiek. Un līdz ar to trešu valstu pilsoņi, kas ir iepriekš sodīti, tiek eh, eh, caursveikā. Bēļģija arī, Bēļģijas tiesības sargājušās iestādes nepiekļūst šai informācijai par iepriekšējo sodāmību, un tas nav pieļaujami. Pašreizējais priešlikums atļauj uh, labāk tātad apmainīties ar um, šo iepriekšējo sodāmības informāciju attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem. Um, mēs būsim ar informāciju par to, kādos noziegumos viņi ir iepriekš sodīti un kur, kurā valstī. Tas ir ļoti uzteicams piemērs tam, kā Eiropas Savienība var dot pievienoto vērtību ar savu darbību pirksnospēdumiem vienkāršāka piekļuve eh, būs eh, tiešām būtisks solis uz priekšu. Nākamais, eh, nākamajam Linaras kundze pusotru minūti. Komisāri, kolēģi, sākšu ar pateicības vārdiem referentam Daltonu kungam un visiem ēn referentiem pie darba pie šī ļoti tehniskā un arī sensitīvā jautājuma. Tas bija garš ceļš. Uh, ko esam kopā nogājuši līdz šai dienai, un ar uh, lielām skumjām man jums jāsaka, ka nevar atbalstīt triloga sarunu rezultātu. Esmu dziļi vīlusies par lēmumu dubult pilsoņus iekļaut ekris DC, TCN sistēmā. Jau no sākuma tā bija sarkanā līnija. Neapšaubām man kā Aldes partijas referentei. Uh, Tas dar mūs ļoti bažīs, ka padome uh, ir šeit rīkojusies nesamērīgi un šo eh, samērīgumu nav ņēmusi vērā. Uh, šie argumenti par dubultpilsoņiem, kas cenšas uh, slēpties aiz savas uh, aiz pilsonības, patiesībā tie ir nepamatoti. Ir pilnīgi atšķirīga uh, attieksme pret aiz pilsoņu, dubultpilsoņiem un trešvalstu pilsoņiem. Tā ir neapšaubām diskriminējoša, uh, tā ir ar visu cieņu man jāsaka, alternatīvi fakti e, šeit tiek radīti. Ekris DCN, TCN e, pamatiesības neievēro un pārkāpja es primārās tiecības. Ja Ekris TCN e, tiks apstiprināta tāda, kā tā tagad ir piedāvāta, tā ļaus daudziem mēs pilsoņiem uh, Eh, eh, viņas diskriminēt, pret viņiem attieksies pirmo reizi vēsturē nevairs kā pret ES pilsoņiem, bet kā trešo valstu pilsoņiem. Eh, šis priekšlikums ievieš ideju par pirmās un otrās šķirsējas pilsoņiem, es balsošu tādēļ pret un aicināšu ar visu pārējās grupas rīkoties attiecīgi. Franca kungs, nākamais runātājs. Dārgie kolēģi, lūk, Eiropas saimnības datu bāzi, kuru mēs kā zaļie e, pamatiesība aizstāv nesam uzreiz noraidījuši, e, kā mēs rīkojamies attiecībā uz Eiropas Sanības tiesu par pretiesiski atzīto es pasažieru, e, avio pasažieru datu krāšanu. Šeit ir runa attiec, par masu datu bāzi vākšanu, par uh, iepriekš sodātītām personēm, un šīs indeks jau pastāvēs pilsoņiem. Tas, ka tagad arī trešo valstu pilsoņiem beidzot eh, tajā tiks iekļauti, ir tikai uh, likumsakarīgi. Un tomēr rezultātu gal galā nevarēsim atbalstīt. Ekrīs trešo valstu piedarīgiem, kā tagad ir domāts to ierīkot, un kā kolēģis Daltons pret uh, Eh, lielāko daļu koordinatoru gribu ir ar eh, padomi to, par to vienojies, eh, neļaus mums attiekties vienlīdzīgi pret trešo valstu pilsoņiem, bet gan šeit būs divē, divējāda nevienlīdzība. ES pilsoņi pirkstnospiedumi tikai tad tiks iekļaut ekris datubāzē, ja tie būs izmeklēšanas rezultātu e, gaitā tā vai tā jau e, paņemti, bet trešo valstu pilsoņiem automātiski vienmēr tas notiks. E, Tā ir sistēmiska diskriminācija, biometrijas datu bāzes izveidas solis eh, par visiem trešos pilsoņiem, kur ne tikai mēs kategoriski noraidām. Eh, dubultpilsoņi, eh, tātad es un trešās valsts pilsoņi arī tiks reģistrēti ECRIS un ECRIS TCN sistēmās. Tādējādi drošības pēc viņi nokļūs divās datubāzēs, pat nevis vienā vien. Uh, Eh, līdz ar to dažreiz pilsoņi būs vienlīdzīgāki par citiem. Tādējādi eh, mēs diskriminējam pēc pilsonības. Arī ja mēs eh, ekristēcienu principā būtu atbalstījuši šajā gadījumā, diemžēl jāsaka, šis rezultāts, par kuru mums būs jābalso, nav atbalstāms. Uh, Eh, mēs nevaram atbalstīt eh, eh, trešo valstu un dubult pilsoņu struktūrālu diskrimināciju. Paldies Ferēras kungu, neredzu, ja viņš ieradīsies, viņam dosim vēl vārdu. Tagad Radeva kungs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Ņemot vērā teroristiska rakstura apdraudējumu Eiropā pēdējo gadu laikā, drošība ir kļuvusi par ārkārtīgi svarīgu jautājumu Eiropas pilsoņiem, arī mums likumdevējiem, jo mums ir pienākums nodrošināt, lai eh, viss Eiropā būtu droši. Eh, pēdējos gados ir veikti pasākumi, lai stiprinātu mūsu pilsoņu eh, drošību. Un viens no šiem pasākumiem ir ekris eh, TCN sistēma. Tā ir sistēma, eh, kuru mums vajadzētu šonadēļ apstiprināt. Šāda sistēma jau aptver Eiropas Savienības pilsoņus, bet eh, šādas sistēmas trūkums, iekļaujot TCN, nu, ir iztrūkus Eiropas Savienībā efektīva informācijas apmaiņa par uh, sodāmībām trešo valstu pilsoņiem, par eh, sodāmībām, um, ko ir izteikušas Eiropas eh, tiesas, nu, tas nodrošinās, ka neviens vairs nevarēs eh, izbēgt no atbildības par nodarījumu. Gribu skaidri pateikt, pārvietošanās brīvība nevienu neatbrīvo no atbildības. Katrs, kas dzīvo Eiropas Savienībā, vai nu tas ir Eiropas Savienības pilsonis vai nē, viņiem ir jāievēro dalību valstu un Eiropas Savienības likumdošana. Ja viņi to nedara, tad attiecīgi ir jāsaskars ar sekām, neskatoties, kur šīs personas atrodas. Uh, paldies, Tomašičs kundze! Paldies, uh, priekšsādātāji Eiropas uh, Savienība ir veidot un ilgi ir darbojusies kā drošības zona, bet ņemot vērā finanšu un migrācijas krīzi, Eiropa nav spējusi pasargāt savus pilsoņus no iekšējiem un ārējiem apdraudējumiem. Bieži vien ietaupījumi ir, ir bijuši nepareizi un ar eh, dažādu cilvēktiesību atrunām ekstrēmisti un teroristi ir brīvi pārvietojušies Eiropā. Un uh, tikai pēc tam, kad uh, nevainīgi cilvēki un uh, ir cietuši, mēs tam pievēršam uzmanību. Tagad mēs saskaramies ar jaunu izaicinājumu. Tie ir uh, ISIS uh, bijušie kaujinieki, kur vēlas atgriezties eh, Eiropas Savienības valstīs. Eh, šie divi priekšlikumi mūsu priekšā šodien tie stiprinās tehnisko sadarbību un dos iespēju kompetentajām iestādēm ātri pieņemt uz informāciju balstītus eh, lēmumus. Un tas palīdzēs arī mūsu nacionālām iestādēm un nodrošinās sadarbību drošības jomā. Un es domāju, ka politika un politkorektums nestāvēs ceļā, lai mēs varētu aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus pret draudiem. Paldies, un sākam tagad brīvā mikrofona sadaļu. Pieteikšies četri kolēģi. Zdrojieska kungs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu um, strādājis uh, um, komitejā, um, um, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret terorismu. Un jāsaka, ka ar šo likumdošanu mēs ceram, ka tiks likvidēts nepilnības likumdošanā. Uh, mēs um, balsosim uh, par šo jautājumu, un mums ir jāceras, ka balsojot mēs pirmkārt likvidējam nepilnības likumdošanā, otrkārt, Eh, mēs eh, atvieglojam darbu tiesības sargājošām iestādēm un treškārt mēs eh, likvidējam jebkādu diskrimināciju. Tādēļ mums es aicinu ar balsu vairākumu balsot par. Paldies! Domnā Zvana Nujē. E- Paldies, Zonas kundze nav klāt. Marieša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ekris ir uh, sistēma, kas jau pastāv informācijas apmaiņai par sodāmībām Eiropas Savienības eh, pilsoņiem. Un ir gluži loģiski, ka mēs paplašinām šo sistēmu, lai ietvertu arī trešo valstu mm, pilsoņus. Uh, E, nedrīkst pieļaut, ka pret bezpilsoņiem ir, ka viņiem ir labāks režīms nekā Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet kas notiek ar um, dubūto pilsonību, ar šiem pilsoņiem? Gribu atgādināt pilsoņiem, ka duālā pilsonība nozīmē, ka ir dubulti pienākumi un dubultas tiesības. nevar būt eh, trešās valsts un Eiropas Savienības valsts eh, piederīgais un izmantot eh, labumus, kurā vietā vien tas ir ērtāk, aizmirstot par pienākumiem. Nedrīkst aizmirst savu trešās valsts pils valsts piedarību vai arī otru. Tātad es aicinu balsot par Daltona kunga priekšlikumu. Ah, paldies, ar to mēs noslēdzam brīvā mikrofona sadaļu. Eh, Komisāri Jurovs kundze, vēlreiz jums vārds. Paldies priekšsādātā cienījamie deputāti. Pirmkārt, es gribētu eh, teikt, ka es tik tiešām piekrītu, ka jautājums ir sensitīvs, tāpat laikā ļoti svarīgs, ka arī mm, šīs dubultās pilsonības turētājs vajadzētu iekļaut. Komisija uzskata, ka ir svarīgi EKSTCN e sistēmā iekļaut visus eh, trešo valstu pilsoņus, arī tos, kuri ir Eiropas Savienības eh, pilsoņi. Pretējā gadījumā mēs atstātu tādu lielu iztrukstošu elementu un tādā veidā būtu grauds eh, šī eh, priekšlikuma efektīgums. Mēs gribam izvainīties no tā, ka pārkāpēji noziedznieki slēpjas aiz šīs dubultās pilsonības, lai slēptos no sodāmības vienā valstī. Mēs saprotam, ka tas nosprauž nostāda, jo pretējā gadījumā šobrīd ir uh, atšķirīgās pozīcijās Eiropas Savienības pilsoņi tikai un tie, kuriem ir uh, vairākas pilsonības. Un tas ir tāpēc, ka šo, šie dubultpilsoņi var izmantot uh, vienu vai otru savu valsts piederību. Tā piemēram, ja attiecīgā persona jau, teiksim, ir notiesāta par seksuālu raksturu pārkāpumu, uh, TCN eh, ietvaros, tad viņi varētu izmantot tikai savu Eiropas Savienības, tā teikt, identitāti piesakoties uz kādu darbu pozīciju, lai strādātu ar bērniem citā dalība valstī. Eh, Eiropas Savienības pilsoņu izslēgšana tiem, kuriem ir trešās valsts pilsonība, nozīmē, ka identitātes dati zināmiem cilvēkiem ar sodāmību, mm, ka viņiem, ka viņu dati netiktu uz, eh, iekļaut ekristīcijēna sistēmā. Cienījamie deputāti, es gribētu pateikties par jūsu komentāriem, gribētu aicināt jūs balsot par kompromisa tekstu abiem šiem priekšlikumiem jaunā. Sodāmības informācijas apmaiņa ļoti svarīgs ieguldījums Eiropas Savienības drošībā un Eiropas Savienības tiesiskuma zonas stiprināšanā. Paldies! Paldies, un eh, vēl vārds Daltonkungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem par komentāriem un visiem pāriem ēnu referentiem, jo mēs tik tiešām eh, daudz strādājām kopā. Process bija garš. Paldies visiem par veikto darbu. Īpaši gribēju pateikties Peres kungam, arī tāpat mana biroja darbiniekiem, kuri dažkārt vēl stundu strādāja. Tālāk par šo dubultās pilsonības turētājiem atgādinu, ka padomas un eh, parlamenta juridiskais eh, dienas saka, ka šo personu iekļaušana nav nekāda pretruna. Mēs esam strādājuši, lai panāktu izmaiņas tekstā un, attiecīgi, lai nodrošinātu, ka nav nekāda diskriminācija. Un Alde un Zaļo grupa, un it īpaši Milners kundze, eh, kolēģi, kurus respektēju, un mēs ļoti cieši sadarbojamies šajā jautājumā, bet es pieņemu, ka jūs kļūdaties. Pirkstu nospiedumu vākšana eh, tā tad notikt visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, nestoties uz to, kāda viņiem vēl papildus eh, valsts piedarība varētu būt. Tā tad nebūs un nav nekāda otrās klases Eiropas Savienības pilsonība. Dažas grupas grib izmantot šo tiesību aktu tādos politiskos mērķos, lai norādītu, ka eh, tādas akadēmiskas un juridiski nepamatotas debatas notiek. Un, uh, tas graus mūsu tiesiskās sistēmas Eiropas Savienībā. Nu, viņus es nevaru apturēt, bet būsim skaidri, ko viņi dara. Šie cilvēki ļauj trešo valstu valsts piedarīgiem izvairīties no tā, ka viņu nosodāmības ir zināms Eiropas Savienībā. Tas eh, pakļauj mūsu terorisma draudiem. Tātad mēs runājam par cilvēkiem ar kriminālu sodāmību. Tātad rīt mēs saskarsimies ar vienu jautājumu. Vai jūs tik tiešām domājat, ka ne Eiropas Savienības uh, uh valsts piedarīgie noziedznieki, viņi varētu slēpt savu sodāmību uh, sistēmā, kamēr Eiropas Savienības pilsoņi nevar slēgt, uh, slēpt sodāmību šajā sistēmā? Paldies uh, Dalton kungam. Ar to mēs noslēdzam kopīgās debatas un balsojums uh, notiks rīt. Tagad mēs pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas ir Šodrovs kundzes ziņojums par Eiropas Savienības eh, solidaritātes programmu. Un eh, sākumā dosim vārdu eh, Šodrovs kundzei. Lūdzu. For hearing it. Šodrovs kundze, jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs. Ir pagājis laiks, kopš mēs pēdējo reizi runājām par Eiropas savie, solidaritātes korpusu periodam 20. gadam. Nu, te mums ir priekšā vēl tādas spēcīgāk stiprināta programma. Mūsu uzdevums bija sarežģīts, jo mēs nevarējām uh, atsaukties uz eh, īstenošanas eh, datu esošiem Eiropas soldātas korpusam, jo šādi dati nebija pieejami. Tomēr ar iesaistīto pušu palīdzību mums izdevās eh, identificēt tās jomas, kuras varētu tālāk uzlabot. Tāpat esmu pateicīga tām, ka visas politiskās grupas saglabātos pašu ēnu referents, tā lai mēs varētu turpināt savu jau agrāk uzsākto ļoti labo sadarbību, un liels paldies par to! 362 grozījumi tiktu iesniegti un eh, četras komitejas ir izsniegušas savus atzinumus. Tā tad ir ļoti daudz idejas eh, šobrīd uz galda. Neskatoties uz to, mums ir izdevies eh, panākt tādu lielu vienprātību un gala ziņojums tika apstiprināts ar tikai vienu apturēšanos. Komisija ir lūgusi, esam lūguši, komisija lūgusi vairāk kā vienu miljārdu budžetu kuru mēs arī attiecīgi apstiprinājām, un uh, nav. Un tas, protams, ir nepieciešams, lai varētu nodrošināt uh, šo darbību attiecībā uz 350 tūkstošiem darbinieku uh, šajos korpusos vairāku gadu laikā. Eiropas solidaritātes korpus iekļaus arī dažādas brīvprātīgās programmas, dodot iespējas brīvprātīgajiem darbiniekiem trešajās valstīs, kuras ir cietuši no humanās krīzes. Uh, Un tādā veidā mums jādod iespēja dalībniekiem paust savu solidaritāti un lai Eiropas Savienība no savas puses eh, paust savu solidaritāti trešajām valstīm. Lai mēs būtu veiksmīgi, Eiropas solidaritātes korpusam nepieciešama labāka redzamība. Un tāpēc diskusijās ar jauniem cilvēkiem, eh, tiem, kas eh, strādā jauniešu organizācijās, viņi bieži vien nezin par šo programmu. Tā, ka, uh, Te būtu nepieciešama palīdzība. Iepriekšējie dalībnieki varētu dalīties pieredzē ar jauniešiem skolās, dažādās jauniešu organizācijās un dažādos pasākumos, lai sniegtu informāciju un aicinātu arī citus piedalīties. Eh, programmu vajadzētu veicināt arī dinamiskā veidā, izmantojot sociālos eh, plašsaziņas līdzekļus. Mēs ierosinam eh, arī noteikti Eiropas soldātos korpusa dienu, kas noteikti stiprinātu šīs atbalsta darbības, lai mēs palielināt šīs programmas redzamību, nepieciešams piesaistīt eh, vēl citas organizācijas, eh, darboties solidaritātes jomā un aicināt, lai tās ir līdzdarbojas. Tāpat laikā mēs nedrīkstam eh, atteikties no kvalitātes tikai kvantitātes dēļ, tātad šai darbībai jābūt kvalitatīvai, ir jāatbilst jaunu cilvēku nepieciešamībām. Uh, šiem kvalitātes marķējumiem jābūt diferencētiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai iesaistītās puses justos atbildīgas un lai varētu pēc iespējas labāk iesaistīties programmas īstenošanā. Nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas soldātas korpus tika izveidot kā programma jauniem cilvēkiem, un tieši tāpēc principā programmai vajadzētu būt uh, atvērtai programmai jau cilvēkiem līdz 30 gada vecumam un uh, jāļauj piedalīties eh, humanās palīdzības programmās neatkarīgi no vecuma, bet tomēr šīs programmas mērķis ir tieši eh, stiprināt eh, jauniešu iespējas, lai viņi varētu piedalīties. Mums ir jānodrošina, lai programma būtu pieejama cilvēkiem, kuriem ir ierobežots iespējas dzīvē bijušas. Jāsaka, ka kopā esam izveidojuši labu pamatu sarunām ar padomi. Daudzi Programmas eksperti jau ir, un es paļaujos arī uz komisijas apņēmību strādāt un komisijas atbalstu. Manā izpratnē šis Eiropas saldāts korpus ir tāds kā atspēriena mm, dēlītis, un uh, šī programma mums ir jāintegrē labāk, izmantojot citas Eiropas Savienības jauniešu programmas. Tā ka vēlreiz gribu pateikties visiem kolēģiem un Ceru, ka mums vēl būs citas tālākas diskusijas un, attiecīgi, arī, ka veiksmīgi notiks balsojums. Domnā Teoharos, par... Paldies. Um, Teo Karus kundze deva komitejas vārdā. Vienu minūtu vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ka tiek uh, veidots eh, Eiropas solidaritātes korpus, dod eh, lielu ieguldījumu brīvprātīgo darbu veicināšanā un tā um, propagandēšanā tieši jauniešu vidū. Tādējādi viņiem ir iespēja piedalīties eh, um, humanitārās palīdzības projektos. Tajā pat laikā šī programma tai nevajadzētu noteikt šādu 30 gadu slieksni, lai varētu iesaistīt cilvēkus ar lielāku pieredzi, dzīves pieredzi, zināšanām. Un um, ir arī zināmas um, bažas attiecībā uz budžeta asignējumiem atsevišķās sadaļās. Deve komiteja ir iesniegusi vairākus grozējumus, lai nodrošinātu finansējumu dažāda veida aktivitātēm. Un mums ir nepieciešams veidot tādu Eiropas solidaritātes korpusu, kurš būtu veiksmīgāks, labāks nekā iepriekšējais risinājums. Un es pati personīgi zinu, kādas problēmas ir ar lielo birokrātisko slogu, un es ceru, ka šīs procedūras tiks vienkāršotas. Paldies! Tālāk dodu vārdu Kluns kungam. Kundzei. Klūnkungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, man ir uh, prieks uh, pievienoties šīs dienas uh, debatēm par ELO, Eiropas solidaritātes korpusu. Šī iniciatīva ir jauna un Eiropas solidaritātes korpus var kļūt par vēl vienu ikonisku programmu, kā tas ir ar Erasmus programmu. Solidaritāte starp Eiropas Savienības dalību valstīm un tās pilsoņiem ir viena no mūsu pamatvērtībām. Eiropas solidaritātes korpus piedāvā jauniem cilvēkiem iespēju uh, pieredzēt to, uh, kādas ir sajūtas būt uh, īstām Eiropietim, un viņi dedzīgi izmanto šādas iespējas. 130 tūkstoši jauni cilvēki ir pieteikšies šai iniciatīvai, gandrīz 12 tūkstoši no viņiem jau ir uzsākuši savu darbību. Un tas pierāda to, ka šī programma ir atbilde uz pieprasījumu. Jaunie uh, cilvēki tādējādi var sniegt atbalstu uh, gan um, vietējām kopienām, sabiedrībai, gan arī individiem. Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt, paplašināt solidaritātes korpusu darbību. Patreizējās programmas kodols saglabāsies, bet mēs gribam to paplašināt, lai tā varētu atbalstīt arī humanitārās aktivitātes ārpus Eiropas Savienības. Mēs gribētu pateikties uh, referentei Šraudovs kundzei un ēnu referentiem par izcilu paveikto darbu. Vēlos uh, pateikties arī uh, Teukrus kundzei kā referentei Deve koman, uh, komitejā. Komisija ir eh, priecīga, ka Eiropas parlaments ir gatavs atbalstīt šo priekšlikumu, un mēs ņēmām vērā arī jūs sagatavotos grozījumus. Un man ir prieks redzēt, ka eh, mēs esam viensprāts gandrīz visos programmas aspektos. Eh, viens svarīgs punkts, kur mūsu viedokļi atšķiras, ir uh, jaunā uh, humanitārās uh, palīdzības uh, aktivitāte un um, vecuma cenza paaugstināšana. Vēlos atgādināt, uh, ka šīs, šis solidaritātes korpus ir domāts, lai investētu jaunajos cilvēkos, lai atbalstītu viņu sapņus, viņu centienus. Un tagad mēs piedāvājam izmantot šīs visas iespējas vienā vietā. Uh, un mm, programma ir domāta jauniem cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam pamatot iemeslu dēļ, lai palīdzētu viņiem nostabilizēties kā nobriedušām, pieaugušām personībām, um, gūstot pieredzi solidārā darbā. Eh, šis vecuma ierobežojums ir noteikts eh, balstoties uz eh, pierādījumiem un pieredzi, jo līdz 30 gadu vecumam cilvēki um, attīsta savu profesionālo karjeru, iesakņojas. Ja mēs atcelsim vecuma limitu, tas nozīmē, ka mēs mazināsim iespējas jauniem cilvēkiem, un mēs riskējām ar to, ka tādējādi tiks uh, aizstāts reāls um, darbs, tiks iesaistīti cilvēki uh, it kā ar nosaukumu brīvprātīgo darbs. Un jāsaka, ka mēs uh, gribam uh, piedāvāt um, septiņu gadu um, garumā daudziem simtiem tūkstošu cilvēku iespējas. Ja tiks noteikti atšķirīgi kritēriji, tad tas varētu novest pie papildus administratīvā sloga un padarīt šo programmu vēl sarežģītāku. Vienlaikus liedzot iespēju piedalīties šajā programmā, uh, jauniem cilvēkiem. Tādēļ vēršos pie jums un gribu aicināt uh, saglabāt eh, šo um, korpusu kā jauniešu programmu. Bet, protams, mēs esam gatavi uzsākt sarunas um, ar jums un ar padomu nekavējoties, un es piedāvāju seko šo, eh, šo iespēju, un es um, esmu gatavs. Um, strādāt pie tā, lai panāktu vienošanos vēl līdz pilnvaru termiņu beigām. Un būtu ļoti žēl, ja Eiropas solidaritātes korpus šī jaunā uh, programma um, paliktu kaut kur piemirsta un, un novārtā ja um, mēs varētu vienoties uh, un panākt uh, vienošanos, tad komisija attiecīgi varētu veikt visu sagatavošanās darbus, lai šī programma varētu uh, sāk darboties jau ar 2021. gada sākumu. Un vienlaikus tas būtu arī nepārprotams signāls Eiropas jauniešiem, ka mēs esam gatavi investēt viņos un ka tā ir mūsu galvenā prioritāte un ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai viņi varētu maksimāli izmantot savas iespējas un varētu veidot labāku Eiropas nākotni. Paldies komisāram Navračičam! Uh, Un tagad došu vārdu Falkenkungam vienu minūtu uh, budžeta komitejas vārdā. Godājamais priekšsēžu kungs, godājamais komisāra kungs, miļie jaunieši, kas arī šodien ir šeit zālē, jau no 2016. gada, pateicoties Eiropas solidaritātes korpusam, jauniešiem tiek dot iespēja dot savu ieguldījumu sabiedrībā visā Eiropā ar brīvprātīgo darbu, prakses, uh, laika vai arī savā darbiedā. Eiropas solidaritātes korpus ir vairāk nekā tikai brīvprātīgo darbs, tas rada pārobežu identitātu un vērtības. Tādēļ svarīgi, ka nākamajā daudzgada finanšu plānā mēs 1,2 miljārdu eiro gribam atvēlēt šai programmai, lai atbalstītu savus jauniešus. Mums ir vajadzīgi vairāk jaunu eiropiešu, uh, kas savā dzīvē uh, un darbos parāda demokrātiju un solidaritāti. Tādēļ es apsveicu to, ka visā Eiropā jaunieši iziet uh, ielās, lai demonstrētu par vairāk klimata aizsardzību, par brīvību internetā. Uh, jauni cilvēki nav manipulējami, viņiem ir savu pārliecību, un tādēļ es ļoti apsveicu šo prog programmu, un es ļoti priecājos, ka tai ir paredzēti pienācīgi līdzekļi. Paldies! Maletiča skundze, viena minūte reģionālās eh, komitejas vārdā. Lūdzu mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vēlos eh, apsveikt eh, ziņojuma autors. Jaunie cilvēki vēlas ehm, sniegt savu palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama, vai tās būtu katastrofas saka likvidēšana vai kāds cits atbalsts darbs sniedzot humanitāro palīdzību. Tā kā man tiešām ir liels prieks, ka. Mm, laika posmā no 2021. līdz 2027. gadam um, ir palielināts finansējums šai programmai līdz 1,3 miljardiem eiro. Tas ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā iepriekšējā programmēšanas periodā. Bez tam svarīgi ir tas, ka tiek vienkāršotas um, prasības un normas attiecībā uz iesaistīšanos šajā programmā. dalībniekiem ir jākompensē arī visas izmaksas, kas rodas uh, uh, īstenojot uh, brīvprātīgo darbu. Mm, bez tam ir svarīgi, lai šī programma būs pieejama jauniem cilvēkiem, tīpaši tiem, kuriem nav profesionālās apmācības programmas ietveros. Tālāk vārds Drojevska kungām tautas partijas grupas vārdā lūdzu. Eiropas solidaritātes korpus, tas ir piedāvājums jaunajiem eiropiešiem. Tā ir eh, balstīta eh, uz eh, pieredzi pieredzi, kas gūta citos projektos, un tātad šis jaunais korpus apvieno vairākus iepriekšējos uh, projektus, tādējādi tiek mazināta birokrātija, samazināts administratīvās izmaksas, tiek viesta lielāka skaidrība šādu projektu īstenošanā. Tāpat tiek piedāvāta elastīgāka pieeja. Tas ir daudz uh, labāk un tas atbilst jaunajam brīvprātīgo darba modelim Kas, manuprāt, ir pats svarīgākais? Pirmkārt, eh, šis, eh, eh, šim projektam ir nepieciešama uh, Um, dot, um, teiksim, skaidrojumu informāciju jaunajiem cilvēkiem, uz ko balstās šis projekts, kādas ir viņu perspektīvas un izredzes iesaistoties šajā projektā. Uh, labi ir tas, uh, ka mēs esam noteikuši arī budžeta asignējumu šim projektam septiņu gadu garumā, un es domāju, ka praktiskā īstenošana ir vislielākais izaicinājums, un tas arī noteiks to, vai šis projekts īstenos uz to liktā lielās cerības. Un visbeidzot gribu pateikties Šaudrevs kundzei un ceru, ka ar um, grozījumiem šis uh, projekts tiks vēl labāk uzlabots un pilnveidots. Un es aicinu balsot pār to rīt. Paldies Drojeska kungam. Tālāk dodu vārdu Kostas kundzei 3 minūtes 30 sekundes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, Šoidravs kundze un ēnu referenti. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgs signāls, ko mēs dodam Eiropas pilsoņiem. Tātad divi spēcīgi signāli attiecībā uz vēlēšanām un attiecībā arī uz brīvprātīgo darbu un pilsonību. Un te gribētu teikt, ka ir svarīgi strādāt ar jaunajām paaudzēm, un e, turpmākajos septiņos gados ir jāpadara ļoti stabila šī pieredze, kas jau ir uzsākt šajos gados, un e, kur ir iekļauts arī Eiropas e, brīvprātīgais darbs un tie dienesti, kas 20 gados tik tiešām ir redzējuši, ka tur pat 10 tūkstoši jaunieši ir piedalījušies. Mēs gribam būt drosmīgāki, un mēs saprotam, ir svarīgi spērt eh, soļus uz priekšu, jo nepieciešama stabila Eiropas eh, programma nākošā finanšu ietvara ietvaros un ir uh, eh, svarīgi, lai arī uh, turpmāk tiktu pieņemti šie mm, budžeta priekšlikumi, jo uh, gandrīz lielākā daļa ir paredzēta šajā programmā. Tur ir iekļauti uh, daudzi pilsoņi, tur ir paredzēts dažādas uh, prakses iespējas uh, eh, bezpeļņas uh, iestādēs un uh, Mums būtu nepieciešama vismaz skaidra šī budžeta izmantošanas struktūra un uh, Tam ir nepieciešams politisks uh, solis uz priekšu, un uh, ja mēs dosim skaidru signālu, tad mēs varēsim iesaistīt uh, daudzus jauniešus, kas līdz šim nav tikuši iekļaut šādā darbā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, nevar uzsvērt, cik svarīgi, un daudzi cilvēki pirms tātad um, pēc tam, kad notika um, zemestrīces Itālijā, bija tik daudz cilvēku, kuri pieteicās, kuri jau piedalījās, sniedzot uh, Uh, sociālu atbalstu uz vietas, tāpat arī atjaunojot mūsu kultūras mantojumu, un vairāk kā miljards jau ir ieguldīts, un es domāju, ka tā ir šī parlamenta politiskā prioritāte, un tik tiešām ļoti svarīga Eiropas Savienības prioritāte kopumā, jo uh, tur uh, iegūst pilsoņi, jaunie cilvēki, tātad visi, un tāpēc mēs gribējām, lai šī programma būtu inkluzīvāka, iekļautu jauniešus ar mazākām iespējām, uh, invaliditāti, ar veselības problēmām, un tiem, kuriem problēmas arī skolās, un tāpat arī no eh, marģinālām eh, kopienām. Eh, man ir prieks, ka te ir iekļauts svarīgi aspekti iekšā. Tā tad ir jāiekļauj visas šīs Eiropas pieredzes dimensijas, transnacionālās pieredzes. Mēs nevaram strādāt tikai pie tādām nacionālām voluntariātu formām, bet ir jāatbalsta arī tās valsts, kur tas nav, lai viņi arī nonāktu pie šāda rezultāta. Tātad jādomā par šo pārnacionālo uh, dimensiju, un uh, mums ir jāpaplašina šo organizāciju darbs arī privātajā sektorā, bet joprojām liekot uzsvaru uz šo bezspēļņu un nepieciešama arī diversificēta darbība. Un noslēgumā gribu teikt, ka šī ir tāda jauna pieredze Eh, kas izmanto labāko pieredzi no pagātnes, bet eh, ir liela vēlme veidot eh, tad labāku pilsonību. Un es domāju, ka mēs daudz esam runājuši, jā, institucionālās reformas, politiskā integritāte un arī aktīvas pilsonības iekļaušana. Paldies! Tomnā Bilba. Paldies tālāk došu vārdu Bilbao Barandikas kundzei pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Eiropas solidaritātes korpus tā jaunajā versijā, eh, kur eh, vienu vietu ir apkopotas visas iespējas jauniem cilvēkiem piedalīties dažādās brīvprātīgās solidaritātes programmās, ir daudzu gadu darba rezultāts. Tā ir tāda grandioza ideja, tāpat kā Erasmus programma. Un šis korpus eh, piedāvās labāku piekļuvi esošiem resursiem. Uh, un to efektīvākai izmantošanai un mm, attiecīgi mēs varēsim arī globālāk vērtēt šo programmu rezultātus un ietekmi. Un tādējādi mēs varēsim pārvērst mūsu cēlās idejas reālos um, darbos. Jaunie cilvēki palīdzēs uh, veidot um, šo sabiedrisko apziņu un um, veidos uh, mm, sakarus mm, savā starpā cīnīsies pret stereotipiem. Patiesībā tas piedāvā bezgalīgas sniegs iespējas jauniem cilvēkiem īstenot uh, savas uh, ieceres, savus sapņus, uh, um, piedaloties uh, brīvprātīgo uh, darbā. Un es domāju, svarīgi šeit ir arī informācijas apmaiņā izmantot sabiedriskos mēdīs, ko izmanto jaunie cilvēki. Tāpat ir arī paredzēta īpaša certifikācijas sistēma uh, cilvēkiem, kas uh, piedalās uh, šajās uh, programmās. Tas ir ļoti svarīgi, eh, lai eh, viss darbotos eh, labi un saskaņoti un lai šī programma atbilstu brīvprātību šim principam un solidaritātes principam. Paldies! Trupels kundze! Dargais komisāra kolēģi, šī jaunā programma Erasmus Solidaritātes korpus ir ar potenciālu kļūt par vienu no Eiropas Savienības lielajiem veiksmes stāstiem. Tas atbild uz jautājumu kā mēs varam Eiropas Sanībā gādāt par lielāku solidaritāti. Šī programma skars galvenokārt uh, jauniešus, uh, eh, cilvēks starp 18 un 30 gadu vecumā, kas uh, teātros, uh, tiec, uh, palīdzības darbā ar bēgļiem, vidas aizsardzības darbā, visur, kur uh, nevalstiskās organizācijas to piedāvā, var dot pienesumu Eiropas saimnībai un paši sev. Viņi iepazīst citas valodas, citas valstas, viņi kļūs empātiski. Uh, Viņi iemācīsies eh, Eiropas Savienības eh, vienotībai dot pienesumu. Eh, tā ir situācijā, kurā iegūs visi. Programma, no kuras iegūs visi. Tagad Eiropas komisija ir piedāvājuši šo programmu ar 375 miljoniem tās budžeta palielināt uz 1,2 miljārdiem. Uh, Tas eh, liecina, ka ir skaidra politiskā grība darīt vairāk par jauniešu, jauniešu labā, solidaritātes labā Eiropas sanībā un visiem, kas tur piedalās, parādīt, kādēļ ir vērts uh, Eiropas Savienībās uh, eh, dažādās uh, um, pilsētās un, un vietās parādīt savu eiropeisko noskaņojumu un solidaritāti. Paldies! Nākamais huntis. Paldies priekšsēdi. Komisijas priešlikums par Eiropas solidaritātes korpusu apliecina, ka Eiropas Sanība brīvprātību un solidaritāte tikai izmanto kā instrumentus. Programma ir veidota tā, ka solidaritāte tiek noteikti ievirzīta šie cilvēki tiek novirzīti jomās, kur viņus varētu tad arī nodarbināt, taču solidaritātes programmas mērķis nedrīkst būt uzņēmēja darbības veicināšana un pēļņa. Ir jābūt patiesai, savstarpējai solidaritātei, saturiskai solidaritātei, solidaritātei pēc būtības. Uh, jauniešiem ir jātīstas kā personībām, nevis jāvairo uzņēmuma pēļņi. Šis Eiropas solidaritātes korpus, dāmas un kungi, diemžēl atkal ir kārtējais neoliberālisma ideoloģiskais produkts. Mēs redzam, ka patiesās vajadzības netiks apmierinātas jaunā cilvēka. Uh, uh, personība netiks attīstīta, viņa cieņa. E, humanitārās krīzes ir parādījušas, ko noved neoliberālā politika. Šai politika jāmaina, mums nav vajadzīgs e, kārtējs tāds pasākums, kāds tiek piedāts šodien. Edrīča kungs, divas minūtes. Paldies! Kā, kā gan izskatītos nedēļas sākums Eiropas parlamentā bez e, jauna, ārkārtīgi dārga, e, e, tumsonīga priekšlikuma? Cik jauki būt atkal šeit? Un tagad e, jūs e, balstat politiku uz kaut kādiem tur raganu virtuvi izdomājumiem. E, E, tātad tagad jauniešiem atļaus doties kaut kur darīt darbu, un šī nauda, nu, nieka 1,2 miljārda eiro, starp citu tādā laikā, kad visiem nākas taupīt, šī nauda uh, tiks iepludināta ES apstiprinātās labās programmās, un jūs varat brīvprātīgi darboties šajās programmās, kamēr jūs mācīsieties solidaritāti, kamēr jūs būsiet jauki, mīļi, mazie eiropieši, kas strādā uh, kopā. Un tie, kas atbalstīja šo programmu, tie deputāti, nemaz neslēpa, ka tā ir politiska programma. Solidaritāte, pārobežu solidaritāte, vai cik brīnišķīgi. Taču ir jau labdarības organizācijās, kurās cilvēki var brīvprātīgi strādāt, darīt labu darbu bez šīs politiskās nokrāsas. Šī, kā jau viena no runātājiem teica, ir kārtējā Erasmus programma. Tieši tā, vēl viena Erasmus programma, kur mēs e, e, visu tik ļoti piesūcamies propagandā, ka gandrīz vairs nekas cits pār nepaliek. Šī ideja ir tieši tāda ideja, kas attālina cilvēks no Eiropas Savienības, kas dara viņus bažīgus, jo jūs mēģināt indoktrinēt cilvēkus. Jūs gribat, lai cil, e, jauniešu prāti jau tiktu saulēcīgi manipulēti. Tā ir vaiprātīga naudas šķērdēšana un uh, tiešām raganu virtuves uh, eh, produkts. Nu, paldies jums tiešām par to. Vai jūs pieņemsiet kolēģis Grapīnī kundze zilo karti, lūdzu, Grapīnī kundze? Jā, paldies. Dārgais kolēģi, jūs eh, ar savu runu centāties nolikt šo programmu uh, Eh, nu, tad jautāšu jums, kā jūs saprotat solidaritāti? Vai jums šķiet, ka solidaritāte ir vajadzīga? Jūs sacījāt, ka eh, šī lieta liek cilvēkiem bažīties kādēļ. Eh, tā ir ļoti apsveicama programma, kas iesaistīs jauniešus kā brīvprātīgos. Lūdzu, jūsu atbildi. Paldies par jautājumu. Es uzskatu, ka solidaritāte ir kas cits, kā tas, ko jūs ar to saprotat. Solidaritāte ES kontekstā ir viena, viena Eiropiešu tauta eh, bez atšķirībām. Tā šeit tiek saprasta solidaritāte, bet es gribētu redzēt patiesu solidaritāti grūtos laikos uh, sniegt viens otram palīdzīgu roku, taču šī solidaritāte ir pilnīga individualisma uh, eh, denunciācija nācija valsts, valstu un visa uh, tā labā, ko mēs esam pagātnē sasnieguši. Paldies, papadakis, viena minūte. Eiropas Savienība ar visiem līdzekļiem cīnās pret tautām E, bombardējumi, kari, cilvēktiesību pārkāpumi, apdraudējums. Eiropas solidaritātes korpus ir kārtējais šāds instruments. Militārisms, līdzīgs kā PESCO, tik šādi veicināts, tie ir visi tie instrumenti, kas Eiropas Sanība un šīs valdības, kas par to ir atbildīgas, par šiem mirušajiem. Uh, Eh, ir atbildīgas. Eh, par to atbild Eiropas Sanība un tās sabiedrotie. Visur eh, tik sūtīti jaunieši, lai gūtu diplomas un um, patiesībā kalpot par lētu darba spēku nevalstiskām organizācijām un uzņēmiem. Monopoli ir tādi, ka joprojām mums ir vergu kuģi, bezdarbs jauniem darba ļaudīm būtu jāsniedz atbild uz šo uh, netaisnību. Tagad Gerero Saloms vienu minūti, pusotru minūti. Paldies priekšsēd. Es esmu pastāvīgais referents eh, jautājumos par humanitāro palīdzību parlamentā, un es apsveicu šo regulu, ar kuru tiek e, e, stiprināts Eiropas solidaritātes korpus. E, jo eh, tas stiprina to humanitāro iniciatīvu, kas jau eh, eksistē kopš 2014. gada. Mēs šeit redzam divus galvenos aspektus. Pirmkārt, eh, ir jārod atbilde uz aizvien pieaugušām humanitārām krīzēm, lielākā daļa no kurām ir cilvēku izraisītas, kā arī konfliktu rezultāts, bet arī klimata izmaiņu rezultātā. Sausumi, viesuļvētras, uh, plūdi, mežu ugunsgrēki. Tas lūk viens un otrs mums vajag veicināt šo piederības sajūtu un solidaritātes starp e, jauniem un vairs ne pavisam jauniem Eiropas sanībā, lai kopīgi šīs ciešanas maziņā, mazinātu. Eh, šī programma tika apzīmēta kā sava veida Erasmus, un arī eh, daži to pat eh, nonicinoši, tā kā bija domājuši, Erasmus bija lielisks projekts Eiropā, taču šis nav Erasmus. Erasmus ir ar izglītības dimensiju, tāda ir galvenā doma. Šeit ir runa par solidaritāti, par uh, savstarpēju atbalstu sniegšanu, un tā ir būtiska atšķirība. Paldies, Vārdas kundze, viena minūte. Eiropas solidaritātes korpus pārstāv vērtības, uz kurām ir celta Eiropas Sanība. Tas ir mierveicinošs solidaritātes projekts, kas investē mūsu jauno pilso, pilsoņu, pilsoņu potenciālā. Es atbalstu šo iniciatīvu, es ļoti apsveicu šo ziemu, kuru atbalstīja arī Kultūras un Izglītības komiteja. Es iestājos pār budžeta palielināšanu šim, šai programmai, lai tā būtu pieejama visiem Eiropas jauniešiem, īpaši ar tiem, kam citādi šāda iespēja nebūtu. Eh, iespēja piedalīties solidārās darbībās jau jauniešiem eh, dod daudz priekšnocības. Eiropas solidaritātes korpus sniegs iespējas eh, cilvēkiem no 17 līdz 30 gadu vecumam, lai sniegtu palīdzīgu roku humanitārā krīzē, rast brīvprātīgā darba prasmes un veicinās solidaritātes empātijas veicināšanu Ļoti žēl, ka mana vēlēšana apgabala eh, pilsoņiem nebūs pieeja šai lieliskajai programmai Brexit dēļ. Šajā laikā, kad daudz cilvēku jūtas atsešanāt no politikas, Eiropas solidaritātes korpus ir ar potenciālu stiprināt eh, mūsu um, ehm, eh, piedarības sajūtu. <clears throat> piederība eh, Eiropas Sanībai sniedz daudz labumus. Eiropas eh, apvienotā karalistos eh, draudz zaudēja 2016. gada balsojumu dēļ, kas lielā mērā bija vecāko ļaužu vilšanās rezultāts uz aizmugurnies uz priekšu vērsts balsojums. Paldies vienu minūti Nekova kungs. Ļoti ceru, ka jaunais solidaritātes korpus sniegs pievienoto vērtību jauniešiem nākamajā programmēšanas periodā, taču jāņem vērā divi aspekti. No vienas puses jāgādā, lai korpus saņemtu pietiekošu budžetu, ambiciozu budžetu, lai vairāk jauniešu varētu tajā brīvprātīgi piedalīties un veikt sociāli liederīgu darbu. Tām, tai programmai ir jābūt arī pieejamai visiem jauniešiem, neskatoties uz to, no kurienes viņi ir, kāds ir viņu ekonomiskais status, arī trūcīgākiem jauniešiem, un no nomaļiemējas reģioniem ir jāļauj piedalīties šajās programmās. Diemžēl dažās citās Eiropas programmās tas nav nodrošināts. Tieši tas noteiks, vai programma būs e, veiksmīga. Brīvprātīgais darbs es līmenī varētu arī nāk par labu manai valstī, Bulgārijā. Manā valstī daudz brīvprātīgo darba organizācijas, kas jau gadiem gaida šo likumdošanu. Cerams, mēs viņus nepametīsim novārtā. Uh, Paldies, un tagad brīvais mikrofons divi runātāji, Kaputo kungs pirmais. Ah, Paldies, eh, priekšsādātāji. Eh, Kultūras komitejas teksts eh, pauž solidaritāti kā pienākumu no visiem attiecībā uz visiem strādāt kopīgi labumu vārdā, kas izpaužas konkrētās darbībās, negaidot ne uz ko. Eiropas solidaritātes korpus realizē divus mēģus. Pirmkārt, veicināt solidaritāti kā vērtību un izmantojot voluntāro brīvprātīgo darbu un iesaistot jaunos cilvēkus, lai stiprinātu viņu devumu, sociālo devumu, lai stiprinātu Eiropas identitāti un aktīvu pilsonību Eiropas Savienībā un ārpus. Eh, piekrītam mērķiem, ko ir pievienojis Eiropas eh, parlaments. Eh, šie sociālajā mērķi nepieciešams skaidri definēt jauniešus arī ar mazākām iespējām un ar invaliditāti, kas jāiekļauj šajās programmās. Ir nepieciešama veikt aktīvu apmācību un iesaistību šajās programmās. Tas viss ir noderīgi, lai varētu to arī tālāk izmantot savā pils, mm, profesionālajā darbā. Jaunieši no 18 līdz 30 gadiem tādā veidā viņiem būs iespēja iesaistīties solidaritātes projektos, brīvprātīgu darbu darba stāžu un darba formā. Paldies! Marijas. Paldies, Mārijas kungs! Brīvprātīgo darbs un solidaritāte ir ļoti svarīgas vērtības mūsdienu sabiedrībā. Taču, ja paraugāmies uz šo priekšlikumu, šim uh, uh, izdaudzinātam Eiropas solidaritātes korpusam, tad redzam, ka tā viss gluži nav, jo brīvprātīgo darbs uh, notiek bez naudas. Šeit redzam 1,2 miljārdus eiro, kas tiek paredzēti šim brīvprātīgo darbam, šim izdaudzinātiem. Tā tad atalgots brīvprātīgo darbs. Otrs jautājums, vai tad tā tiešām ir solidaritāte? Nu, es uzdrošinos izteikt šaubas. Mēs redzējām ne eh, valdības organizācijas, kā tās tiek atbalstītas migrantu programmā. Tas ir liels uh, E, burziņš Grieķijā un citās valstīs. Brīvprātīgo darbs e, tiek izmantots, e, lai varētu turpināt šos burziņus bēgļu, migrantu un citās jomās, un lai patiesībā cilvēki neredzētu lielo bezdarba problēmu. Ja mēs gribam tērēt līdzekļus, tad labāk tos tērēt jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Paldies, līdz ar to debate beigusies. Vārds komisāram Navračičam atbildes vārdiem. Paldies, priekšsēdus kundze, nu dien bija ļoti labi sajust eh, parlamenta plašo atbalstu šai iniciatīvai. Eiropas solidaritātes korpus ir izrādījusies ļoti veiksmīga iniciatīva, ja mēs gribam to uzturēt, eh, mums ir arī eh, tā vēl vairāk jāatbalsta, jāsāk dialogi, šīs Eh, dialogs ir eh, šis, eh, šis veiksmes tāds jā, jāturpina arī nākamā daudzgada finanšu plāna periodā. Tā kā priecājos par uh, uh, parlamenta um, gatavību uh, šo veiksmes stāstu turpināt. Trilogā darīsim to kopā. Paldies vēlreiz Šoidrovas kundzei par viņas ziņojumu jūsu darbu. Es ļoti atzinīgi vērtēju. Paldies arī par jūsu atbalstu. Paldies, un tagad atkal vārds mūsu referentei Šoidrovas kundzei. Paldies, cienījamie kolēģi, paldies eh, komisāra kungs, paldies par šīm debatēm, kas, manuprāt, bija ļoti auglīgas. Es eh, novērtējumu saprot, ka mūsu nostājas ir turpat vai vienādas, un esmu pārliecināta, ka e, izmaiņas, ko ierozi, ierosina parlaments, e, uzlabos e, programmu. Es ceru, ka padome to pozitīvi vērtēs un ka mums izdosies panākt tādu ambiciozu vienošanos. Es domāju, ka mēs visi vēlamies, lai Eiropas solidārtas korpus dotu iespējas brīvprātīgajiem, augstu kvalitatīviem dalībniekiem, un uh, tāpat jānodrošina arī, lai jau bijušie esošie darbinieki turpinātu iesaistīties brīvprātīgajās darbībās. Cienījamie kolēģi, šī Eiropas programma var uh, kļūt uh, par tādu debiju daudziem jauniešiem Eiropas Savienībā, jauniem cilvēkiem, uzsākt jaunu darbību un gūt pieredzi. Es ceru, ka Eh, solidaritāte uzliek eh, atbildību ne tikai šīs palīdzības saņēmējiem, bet tāpat arī pašiem brīvprātīgā darba sniedzējiem un arī galgulā sabiedrībai. Tā ir iespēja jauniem cilvēkiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Solidaritāte nedrīkstētu uztvert kā luksusa preci, bet uh, tas ir uh, Nu, tāda lieta, ko katram no mums vajadzētu censties iekļaut savā dzīvē. Un es domāju, ka šī programma ļauj mums tuvināties šim mērķim. Un vēlreiz paldies par sadarbību. Thank you, paldies, Šadrās kundze. Līdz ar to šī debata ir beigusies. Balsojums notiks rīt. Tagad nākamais darbkārtības jautājums. Kopīgās debates par kiberdrošību. Ziņojuma autore Nīblers kundze, ES kiberdrošības akts, kā arī Rēdas kundze ziņojums, Eiropas industriālās tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenci centrs un Nacionālā koordinācijas centru tīkls. Komisārs ir arī ieradies. Atklāsim debatas. Vārds Nīblers kundzei četras minūtes. Paldies, priekšsēdus kundze, godāmais komisār kungs, kolēģis, kolēģi. kolēģi Vēl sākt ar pateicību visiem ēnu referentiem no citām politiskām grupām, kā arī par ļoti veiksmīgo trilogu darbu komisijai. No leduskapī līdz kafijas mašīnai un e, e, sirds e, darbināšanas ierīci, e, transporta tīkliem turpmāk viss būs satīklots Ko tas nozīmē mums, dārgie kolēģi? Tas nozīmē, ka kiberdrošībai ir jābūt vienai no Eiropas Savienības augstākajām politiskām prioritātēm. Varbūt jūs atcerieties, pirms diviem gadiem mums bija liels kiberuzbrukums. Vairāk kā 200 tūkstoši IT sistēmas visā Eiropā tika skārtas, apvienotā karalistē, slimnīcas, Vācijā, Eh, Vācijas dzelzceļa eh, eh, paziņojuma displeja nedarbojās, daži telekomunikāciju uzņēmumi Spānijā nespēja vairs darboties. Mēs redzam, ko var panākt ar kiberuzbrukumu visai Eiropai, kādas tam var būt dramatisks seks. Es domāju, mēs kā eiropieši darīsim labi, ja gatavosimies šādiem uzbrukumiem. Raugoties uz to, ko jau esam darījuši pēdējo gadu gaitā kiberdrošības labā Eiropā, īpaši arī ar Eiropas parlamenta darbu, es domāju, mēs esam tīri labi bruņoti, tā teikt. Ir Eiropas kiberdrošības stratēģija, pirms dažiem gadiem apstiprinājām direktīvu par kritiskajām infrastruktūrām, šodien kiberdrošības uh, likumu pieņemsim un uh, arī Eiropas kiberkompetenci centrs tiks izveidots tieši tādēļ jābūt atbildēju uz šiem starptautiskiem izaicinājumiem. Par ko iet runa kiberdrošības aktā vai likumā? Nu, pirmkārt, mēs stiprināsim Eiropas eh, kiberdrošības aģentūru ENISA. Priecājos, ka Eiropas komisija šo aģentūru ENIS grib uh, stiprināt uh, gan uh, personāla ziņā, gan finansējuma ziņā. Mēs parlamentā uh, esam arī vēlējušies šai Eiropas aģentūrai piešķirt papildu kompetences. Tas bija viens no izšķirīgiem jautājumiem arī debatē ar dalībvalsti. Mēs vēlamies spēcīgas nacionālos kiberdrošības kompetenci centras, taču mēs parlamentā vēlējāmies arī stiprināt savu Eiropeisko kiberdrošības aģentūru ENISU. Uh, Ar citiem vārdiem sakot, ka tā ne tikai koordinē e, Nacionālo e, drošības biroju darbu, bet arī, ka tā ir pašai savas kompetences, īpaši certifikācijas jomā mēs vēlamies Eiropā iedarbināt certifikācijas e, ietvaru, e, kas dos lielu iegūmu arī e, mūsu atsevišķo valstu e, uzņēmumiem, e, ka visā Eiropā būs vienots ietvers. E, Mums parlamenta deputātiem šķita svarīgi, ka drošības pakāpes viedierīcēm, viedproduktiem un sistēmām tiktu ieviestas. Mums šķita arī svarīgi, ka šīm viedierīcēm e, patērētājiem tiktu piedāvāta plašāka informācija. Mūsuprāt, patērētājiem ir jāzina, vai viņa ierīce ir droša, viņam jāsaprot, kā uh, Eh, iestatīt šo ierīci, lai tā droši darbotos. Mēs ļoti priecājamies, ka trilogā tas tika arī ņemts vērā šīs mūsu vēlmes. Es personīgi būtu pat labprāt spēles vēl viens soli tālāk, proti kritiskās infrastruktūras, izšķirīgi nozīmīgās infrastruktūras eh, certifikācija. Es būtu labprāt arī noteikusi, tagad esam raduši labu kompromisu. Pirmais solis būs. Uh, uh, vajadzību identifikāciju, eh, kurā mēs mēģināsim izpētīt, kurās jomās certifikācija būtu eh, vēlama. Tas ir labs pirmais solis, nākamie soļi sekos. Tūlīt beigšu priekšsēdus kundz, kiberdrošība ir mega svarīgs temats, īpaši mums Eiropas Savienībā, un es priecājos, ka mēs arī eh, raitās sarunās ar padomu un komisiju, kā parlaments esam panākuši labu kompromisu. Es ceru, ka plašvairākums to rīt atbalstīs. Paldies! To... Paldies, un tagad došu vārdu Rēdas kundzei uz četrām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, eh, vicepriekšsēdētāja kungs, eh, Ansip, kolēģi. Šodien mēs debatējam par priekšlikumu, kas eh, nosaka arī Eiropas industriālo tehnoloģijas un pētniecību tiesības, kiberdrošības kompetenci centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu. Uh, koordinējot šīs kiberdrošības uh, programmas, uh, sākot ar Digitāla Eiropa un apvārsnes, mēs palīdzēsim un uzlabosim Eiropas eh, kiber eh, nozares eh, pētniecību un konkurētspēju. Ar ziņojumu mēs apstiprinam, ka kiber nu, drošība nav vienkārši kaut kāds paziņojums, ko mēs sasniedzam. IKT tehnoloģijas attīstās visu laiku un tāpat arī draudi. Tātad visu laiku ir nepieciešami konstanti centieni attiecībā uz mūtu infrastruktūru, komunikācijas un informācijas sistēmu, lai padarītu to drošāk. Kiberdrošība ir process, kas turpinās eh, jebkura produkta dzīves laikā, bet visdrošākais produkts nav pietiekams, ja mēs nevaram nodrošināt eh, infrastruktūru, kas tam, kas tam pamatā. Ziņojums eh, vērtē pozitīvi to, ka uzņēmumi un, zināš, uzņēmumi un zināšanas viss tiek kopīgi izmantots. Tādā veidā mēs uh, īstenojam savu uzņēmumu iesaistību. Mēs iesaistam visu šo kiberdrošības eh, kopienu, kas eh, sākas ar eh, akadēmiskiem darbiniekiem un uzņēmējiem. Mēs gribam iesaistīt arī patērētāju organizācijas un gribam arī, lai pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas dod savu ieguldījumu, tīpaši, kur runa par hacker darbību un ētikas jautājumiem. Šis kompetenci centrs dod kolosālu iespēju veidot kiberdrošību Eiropā tas, ka zināšanas tiek izplatīts Eiropas Savienībā, nu, tas ir tāds spēka faktors, bet arī izaicinājums. Un šī iemesla pēc mēs aicinām, lai būtu tāda sadarbīga attieksme uz investīcijām, programmatūru uzņēmumu visā Eiropā. Tiem ir grūti atrast pietiekami izglītots darbinieks un IKT industrijā katram, uz katru speciālistu ir pusotra darba vieta neaizpildīta. Nu, tā tad ir liels iztrūkums šajos uh, centienos pēc uh, šī darba spēja potenciāla. Mums uh, ir jāpiestrādā pie kiberdrošības kompetenci centra struktūras, jo tas ir noderīgs gan uzņēmumiem, un vēl jau vairāk tas ir arī vienlīdzīgi iespēju vārdā. Kolēģi, pēdējos gados ir notikušas debatas, kas arvien vairāk gūst eh, atbalstu sabiedrībā. Tās ir debatas par sekām tiem lēmumiem, ko pieņem digitālā nozare un kāds ietekmē sabiedrību kopumā. Mēs nevaram ignorēt šīs eh, debatas eh, savā kiberdrošības pētīju, pētīju, pētījumos. Koordinācijas centrā ir jāņem vērā, kāda ietekme ir uz sabiedrību, uz ētikas jautājumiem, tās lēmumiem un eh, nepieciešama saskaņot darbību. Mēs nedrīkstam tā šaura raudzīties uz kiberdrošības pētniecību, iesaistot tikai datorzinātniekus. Tā vietā sociālie zinātnieki un ētikas speciālisti jāaicina pie galda. Pateicoties visu kolēģu ambiciozajam darbam, ITRE komiteja ir eh, radusi eh, tādu līdzsvarotu ziņojumu un risinājumu. Mēs visi piekrītam, ka Eiropas Savienībā ir mērķis veicināt nodrošināt eh, tiesiskumu, eh, cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tāpēc mums ir nepieciešams skaidri izteikties attiecībā uz lēmumiem, eh, līgumiem, runājot par budžeta piešķīrumiem. Tāpēc es gribētu aicināt jūs vēl skaidrāk norādīt un atbalstīt manus eh, priekšlikumus eh, grozījumiem plenālsēdē, runājot par aizsardzību. Tātad tur centrālais jautājums ir stiprināt eh, šo pretestības spēju kiber uzbrukumiem. Jādomā par kritiski svarīgu infrastruktūru. Kiber drošības koordinācijas centru tīkls ir jāizmanto, lai mēs cīnītos pret kiberieroču izstrādāšanu. Jāsaka, šis centrs ir svarīgs ne tikai civilā pielietošanā, ne tikai, teiksim, kriptoloģijā, bet mums ir tālāk jāizmanto jau esošie ietveri, lai kontrolētu duāls izmantošanas tehnoloģijas. Arī tur jau parlaments ir pieņēmis lēmums. Paldies kolēģiem, mēnu referentiem par labu sadarbību pie šī faila. Now... Paldies, un uh, tagad uz vienu minūti uh, Danti kungam vārds. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi, digitalizētajā pasaulē tiek kompromitēta drošība, un tā kļūst par politisku jautājumu. Ar šo kiberdrošības aktu Eiropas Savienība sev dod tādus skaidrus un harmonizētus instrumentus pret uh, eh, IKT uzbrukumiem kiberdrošības jomā, eh, stiprinot operatīvās un koordinācijas kapacitātes NSS ietvaros un izveidojot Eiropas certifikācijas schēmu. Uh, tas dod pievienoto vērtību šai regulai. Mums ir varbūt nepieciešams vēl ambiciozāks solis, piemēram, paredzot obligātu certifikācijas mehānismu tiem produktiem, kuru lietošana tiek izmantot kritiski svarīgā infrastruktūrā. Nu, tā tas nav šobrīd. Jā, teiksim, lietotāji attiecībā uz, eh, teiksim, planšet, datoriem, tele, telefoniem, tur būs iespējams eh, pārbaudīt šo lietotājs certifikāciju. Ir nepieciešams uzlabot Eiropas Savienības eh, tirgu uzticamību dažādiem ieročiem un ierīcēm un tehnoloģijām. Paldies, un tagad vārds komisijas vicepriekšsēdētāja kungam Ansipam. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, es gribētu pateikties referentiem, gan Angelikai eh, Nībrei un Redas kundzei, pēnu referentiem un visām komitejām, kas eh, konstruktīvi strādāja, lai risinātu šos eh, divus kritiski svarīgos jautājumus steidzamā kārtā. Tie stiprinās Eiropas Savienības kiberdrošības struktūras un uzlabos mūsu kopīgo uh, izturību pret kiberuzbrukumiem tādā savstarpēji koordinētā un saskaņotā veidā un tādā veidā mēs arī pilnveidosim savu digitālo tirgu. Pirmkārt, par kiberdrošības aktu komisija pilnībā atbalsta politisko vienošanos. Starp līdzlikumdevējiem šī vienošanās ir rezultāts labai sadarbībai starp līdzlikumdevējiem, pār Enisas nākotni, mm, Eiropas kiberdrošības aģentūru un tāpat tiek noteikta kiberdrošības certifikācija, kas ir solis uz priekšu digitalizācijas tirgu. Tas stiprinās regulu vairākās jomās, īpaši tiek izveidots tāds izturīgs, stingrs Eiropas Savienības certifikācijas ietvers. Eiropas Savienība varēs veidot certifikācijas schēmas, kas būs um, atbilstoši paredzētas un kas attiecīgi atbildīs arī regulātoru un tirgus vajadzībām. NSA būs uh, tāds skaidrāks, pastāvīgāks mandāts dot ieguldījumu uh, kiberdrošības nodrošināšanā Eiropas Savienībā. NSA jau šobrīd izmanto savu pieredzi kiberdrošības uh, jomā, lai palīdzētu izstrādātu un ietver arī Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un tikpat svarīgi, svarīgs jautājums. Es pozitīvi vērtēju arī mm, ziņojumu par mm, kiberdrošības kompetenci centru Nacionālo koordinācijas mm, centru tīkla izveidi. Arī tas ir ļoti svarīgs elements, lai mums būtu drošāks Eiropas digitālais tirgus. Tur ir atsauc uz šo steidzamo vajadzību stiprināt mūsu kiberdrošības kapacitātes Tur ir arī runa par eh, to pētniecību, kas ir veikta apvāršanas 2020 ietvaros un arī to, kas notiks turpmākajos eh, programmas gados. Eiropas strateģiskajās interesēs ir nodrošināt, lai Eiropas Savienības eh, nozare būtu tik tiešām priekšējās rindās, strādājot pie kiberdrošības un digitālajām tehnoloģijām. Esam ierosinājuši digitalizācijas gada programmu jāstiprina mūsu kapacitātes jāinvestē, jāinvestē tātad dalību valstīm kopā ar eh, biznesa sektoru. Tas jādara visā Eiropas Savienībā. Mums ir ieplānots tātad Nacionālo koordinācijas centru tīkls. Ar to gribam nodrošināt, lai dalību valstis uh, saliktu kopā, savest kopā visu šīs iesaistītās puses, eh, kas strādā pie uh, kiberdrošības uh, kapacitātēm. Tātad publiskais un privātais sektors tur jāiesaist, un tāpat arī akadēmiskās aprindas. Man ir prieks, ka uh, Eiropas eh, parlaments eh, ziņo, sniedz savu skatījumu eh, par kiberdrošību un tehnoloģijām, par to, cik svarīgi ir nodrošināt piekļuvi arī finanšu resursiem, balstoties uz tām prioritātēm, par ko ir vienojušās visas attiecīgi iesaistītās puses. Parlaments ir ļoti cītīgi strādājis pie šī dosjē tādā īsā laika periodā, un esmu par to ļoti pateicīgs. Stiprinot Eiropas eh, kiberdrošības kapacitātes visā eh, tehnoloģiju ķēdē, mēs nodrošinam to, lai digitālais vienotais eh, tirgus, lai mēs varētu kopā spēcīgāk virzīties uz priekšu, lai būtu lielāka izturība pēc kiberdraudiem, un es ceru, ka mums būs auglīga diskusija. Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies, komisār! Un tagad eh, budžeta komitejas vārdā Hāvardkungs. Priekšsēdētājs kundze, kiberuzbrukumi nav nekāda modas lieta. Eh, tas arī drīz nekur nepazudīs. Te ir runa par nopietnu naudu un nopietnu politiku. Pastāvīgais mandidā, mandāts eh, aģentūrai nav nekāds luksus, tas ir ļoti būtiski. Fakts arī, ka eh, Tātad eh, sliktāko IT pūli būtu jāatšķaida ar labāko IT pūli. Nu, respektīvi, gribētu teikt, ka ir jāspēj piesaistīt labākie prāti, ir jāspēj darboties uh, efektīvi. Un eh, jautājums ir, vai eh, divas mītnes vietas ir labs eh, risinājums. Bet katrā ziņā ļoti labi, ka tiek veidot Eiropas certifikācijas schēma. Robežas kibernoziedzniekiem nekad nav bijis šķērslis. Un tāpēc ir svarīgi, lai aģentūra, protams, darbotos pārobežu kontekstā. Paldies! Un tagad Grapīnī kundze uz vienu uh, minūti. Paldies, eh, cienījamie kolēģi! Šodien mēs eh, diskutējam par eh, ziņojumu, kurš ir jāapstiprina, un tas ir jāapstiprina, jo tas ir ļoti svarīgs. Jo vairāk 80% mūsu iedzīvotāji ir pieslēgti internetam, un cilvēki ir ļoti stipri atkarīgi no dažādām interneta tehnoloģijām, bet līdz ar to ir saistīti arī dažādi riski, piemēram, kiberuzbrukumi. Un eh, tādēļ šis te kompetenšu eh, centrs tā izveida ir ļoti svarīga, bet arī eh, šie nacionālie koordinācijas centri ir bezgala svarīgi. Par to jau komisārs runāja. Jo ir labi, lai iekšējā tirgū kopējais tīkls darbotos labi. Es esmu aicinu pieņemt un atbalstīt mūsu iesniegtos grozījumus jo um, ļoti bēdīgi, ka lieliem koncerniem nav uh, kiberdrošības uh, speciālisti, un tādēļ ir svarīgi, lai būtu centri, kas tādus varētu nodrošināt. Un svarīgi nodrošināt arī attiecīgu cilvēku izglītošanu. <clears throat> Paldies! Tagad Franca kungs Lība komitejas vārdā. Cienījamie kolēģi, arī Lība komitejas vārdā es apsveicu kolēģi Nīblēri par ļoti eh, veiksmīgo sarunu eh, noslēgumu pie šie ziņojuma. Šīs te certifikācijas sarunas bija labas un svarīgas, bet pievienošanās diemžēl ir eh, brīvī, ir brīvprātīgi. 48. panta daļa nozīmē to, ka vismaz beidzot mums būs minimālie drošības standarti, um, kas tiks piedāvāti IT sistēmām Eiropas tirgū. Taču ir nepieciešama vēl lielāka drošība, jo ir daudz briesmu, par kurām uh, pilsoņi nemaz neapzinās, jo uh, hakeri var piekļūt uh, visparastākajām, visparastākajām lietu internetam. Tieši eh, tādā pašā eh, iedomājieties eh, veidā, ja tiek pie, piemērot kaut kāda bremzēšanas sistēma vai tam līdzīgi, kas ir kaut kādā veidā saistīta ar tiešsaisti, kā to izmantot un padarīt to drošu. Mums tiešām nopietni ir jāpieiet šai pakotnei un jāpārskata Enisas <clears throat> tiesību akts. IT drošība šodien faktiski ir e, viens no svarīgākajiem aspektiem, lai nodrošinātu mūsu sabiedrības drošību e, kopumā. Paldies! Paldies! Un tālāk runātāji e, grupu, politisko grupu vārdā Rubikungs. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties Nīvlers kundzei par šo diskusiju, jo šeit mēs runājam par to, lai mēs varētu veidot uzticamu sistēmu, lai mēs varētu uzticēties interneta sistēmai un lai mēs izvairītos no protekcionisma. E, un ir jādomā, e, vai mēs tiešām vēlamies, lai mūsu pilsoņi varētu droši izmantot savas dažādās ierīces no vienas puses, no otras puses, lai mēs uh, neizstrādātu nekā, nu, vai nefinansētu nekādu militāro ierīču e, izstrādi. Un ja mēs runājam par šo pašu saistību ar Ķīnu un uh, kiberdrošību, šeit es esmu pateicīgs Rēdes kundzei jo e, ir svarīgi, lai visas 28 dalībvalstis veiktu kopēju koordināciju, ar ko var panākt daudz vairāk nekā katra atsevišķi. Un paldies arī uh, Redas kundzē par to, ka uh, šī tēma tiek virzīta uz uh, trialogu, un mēs zinām, ka Enisas uh, direktīva un datu aizsardzības direktīvas ir jāīsteno. Un e, tieši tādēļ šiem te centriem, e, kas būtu saistīti ar izglītības centriem, augstskolām un tā tālāk, e, nodrošinātu atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem un eh, palīdzētu viņiem ar eh, kiberdrošības eh, nodrošināšanu. Tas pats attiecas arī uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un citiem lieliem projektiem. Paldies! Lielas paldies! Un tagad divas minūtes Koram Basovkongam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos vispirms pateikties kolēģiem, ar kuriem mēs esam sadarbojušies šī dokumenta tapšanā. Paldies Nibeleras kundzei, Telečka kungam, Dantī kundzei. Mēs esam dubultojuši kiberdrošības budžetu, un mēs esam nodrošinājusi NSA tehnisko kapacitāti, kas būtu noderīga. Tas nozīmē, ka tiešām Enisa varēs palīdzēt katrai dalībvalstī pildīt savus uzdevumus kiberdrošības jomā. Vēlos arī uzsvērt, ka esmu ļoti gandarīts ar to, ka tagad certifikācija ir fakultatīva. Bija ideja par to, ka certifikācija varētu būt obligāta, bet tas nozīmētu to, ka dažiem būtu uh, uh, lielākas priekšrocības konkurēt uh, spēja, nevis lielāka drošība visiem iedzīvotājiem. Runājot par kompetenci centriem, viens no tiem ir saistīts ar to, ka ir nepieciešams būt Eiropas Savienības rezidentam, jābūt kopienas uh, daļai, un tas nozīmē to, ka trešo valstu filiālēm nebūs iespējas līdzdarboties un nevarēsim līdz ar to dalīties eh, ar to informāciju un zināšanām, ko viņi ir ieguvuši. Nebūtu pareizi geogrāfiski kaut ko ierobežot. Mēs vēlamies izmantot izpētu un attīstību pēc iespējas lielākā mērā, lai gūtu maksimālu labumu. Turklāt varētu rasties zināma eh, pūliņu dubultošanās. Mums ir būtiski, lai mēs ieviestu to, ko esam pieņēmuši. Šobrīd mums ir trīs instrumenti, kas ir izmantojami. Mums ir kiberdrošības normatīvais akts, mums ir arī dokumenti, kas ir saistīti ar e, tīkla drošību, ar darbību, un NISA e ir nepieciešams darboties arī G5 attīstībā. Lielas paldies! Lielas paldies, Krasnodēmska kungs. Jums ir pusotra minūte, lūdzu. Paldies! Šķiet, ka šī certifikācija ir ārkārtīgi būtiska, un kā kolēģis ir tikko pieminējis, tā, tā ir fakultatīva, taču komisijai ir iespēja sekot certifikācijai un sniegt savu vērtējumu un darīt to uh, saprātīgā laikā un mēs saprotam, ka tai ir ārkārtīgi liela nozīme, lai nodrošinātu patiesu drošību, jo aptuveni 5 miljārdi ierīču šobrīd ir pieslēgti internetam, un līdz 2000. 21. gadam tie jau būtu 15 miljārdi ierīču, kas ir pieslēgti internetam. Tas nozīmē, ka uh, Uh, tiek ražoti arī jauni produkti, kas ir pastāvīgi pieslēgti internetam. Līdz ar to mēs runājam par daudz plašāku drošības jautājumu loku. Te var būt, piemēram, ļoti liela apjoma uzbrukums no hakera puses uh, uh, kādai maisaimniecības, un jūs varat iedomāties, ka īpašniekiem tas varētu būt ļoti nopietni. Bet pat ja mēs nerunāsim par šādiem uzbrukumiem, Uh, var, piemēram, uh, izmantot uh, šādas ierīces, lai uzbruktu strateģiskai valsts infrastruktūrai. Ir jau veiktas simulācijas, kuru, mm, kuros ir pierādīts, ka pat 20% uzbrukums un, un elektrisko tīklu ierobežošana var būt katastrofāla. Šajā kontekstā uh, Vēlos teikt, ka 90 tūkstoši klimata ierīču, citu ierīču šobrīd ir pastāvīgi pieslēgti internetam. Tas nozīmē, ka tiešām drošība ir ļoti būtiska. Tas attiecas gan uz kritisko infrastruktūru, gan arī uz sadzīves uh, precēm. Paldies! Lielas paldies! Un tagad lūdzu Telička kungs, jums ir pusotra minūte. Lielas paldies! Pirmkārt, vēlos pateikties Angelikai Nīblerim, mūsu kolēģei, arī tādiem kolēģiem kā Karambašo kungs un Dante kundze, jo mēs esam izstrādājuši tiešām ļoti labu priekšlikumu. Runājot par lietas būtību, varu teikt tā, ka kiberuzbrukuma un kiberdrošība šie jautājumi ir mūsu iedzīvotāju uzmanības centrā. Un mēs joprojām neesam atrisinājuši visas problēmas. Mēs joprojām neesam uh, absolūti stabila. Mēs nevaram, piemēram, nodrošināt jautājumus, kas ir saistīti ar datu izpaušanu. Mums ir jādomā par nākotni un jādomā par potenciālajām sekām, jo tas viss skar gan drošības, gan drošuma aspektus, gan arī mūsu veselību. Ko mēs varēsim panākt ar kiberdrošības aktu? Šis priekšlikums nācis īstajā laikā. Tagad notiek diskusija, vai pietiek ar to, kas ir iekļauts šajā kiberdrošības aktā, vai būtu nepieciešams kaut kas plašāks. Tagad notiek pārunas ar, ar padome, un būtu tiešām ļoti labi, ja dalībvalstis, lai, ja dalībvalsts labāk saprastu, ka mēs šobrīd esam diezgan vājā posmā, un arī Enisei ir nepieciešams plašāks iespējas darboties. Um, atceramies, ko nesen teica Makrona kunga, kungs un arī, ko teica līderi, kas e, nodarbojas ar šiem jautājumiem, ar kiberdrošībā. Viņi pieminējuši, ka demokrātijas funkcionēšana kiberdrošība ir ārkārtīgi būtiska. Tāpēc arī mūsu darbs ir īstajā virzienā. Mēs noteikti varēsim darīt visu, lai varētu uh, darīt visu un ceram, ka varēsim arī Makrona kungam atbildēt un pateikt, ka mēs darām visu. Lielas paldies! Tagad lūdzu Dalondē kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mūsu sabiedrība kļūst ar vien digitālāka, un tas nozīmē, ka tā kļūst ar vien trauslāka. Tāpēc arī ļoti labi, ka ir paredzēts tagad stiprināt Eiropas Savienības kiberdrošību. Mēs darīsim visu, lai mūsu digitālās sistēmas būtu stingrākas, izturīgākas Mēs varēsim tad būt, uh, būt pārliecināti, ka digitālie produkti, arī digitālās ierīces tiešām atbilst augsta līmeņa standartiem ar normatīviem akniem. Ak, ar normatīviem aktiem mēs varam stiprināt uh, digitālo drošību un atbildēt arī uz nākotnes izaicinājumiem. Lielas paldies! Paldies! Un tagad viena minūte ir Kohličeka kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Kiberdrošībā pēdējos gados ir kļuvusi arvien aktuālāka. 2017. gadā Eiropas komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par šo jautājumu, tas ir saistīts ar Enises aģentūras darbību un uh, arī par uh, uh kompetenču centriem uh, Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Tas ir arī veids, kā mēs varam nodrošināt digitālās Eiropas funkcionēšanu. Kompetenču centri ir ārkārtīgi būtiski. Ir paredzēts šajos centros nodrošināt iedzīvotāju informēšanu, un viss kopienas tīkls, kas darbojas kiberdrošības jomā, varēs būt labāk atbalstīts. Un es varu piekrist mūsu referentei, kura saka, ka ir nepieciešams nodrošināt arī to, lai būtu uh, programmatūras brīvā pieejamība ir svarīga, lai informācijas sistēmas būtu izturīgas, lai varētu būt stiprākas. Nevaram arī koncentrēties uz to, lai izmantotu arī militārās iespējas, un šajā ziņojumā tas viss ir iekļauts. Paldies! Lielas paldies, un tagad viena minūte Leša Vaļiekundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze, pateicos referentam. Eh, šī kiberdrošības reforma ļauj arī nacionālajām iestādēm, kuras ir atbildīgas par šo jautājumu, apmainīties ar informāciju. Šī ir ļoti iedarbīga atbilde eh, kiberdrošības jautājumam eh, starptautiskā līmenī, tāpat laikā ievērojot arī nacionālās tiesības, nacionālās drošības jomā pārkāpjot privātumu, tādēļ, ka nav nopietnu noteikumu, apdraud mūsu digitālo vidi. Arī, piemēram, nāciju Eiropu, kuru mēs vēlamies izveidot, te mums ir jāsadarbojas e, kiberdrošības jomā. Runājot vēl vairāk par sadarbību, arī brīvprātīgā certifikācija ļaus arī patērētājiem saņemt labāku informāciju par digitālo aizsardzību viņa iegādāto preču gadījumā. Tas ir milzīgs solis uz priekšu. Tikai un vienīgi obligāta certifikācija uh, arī internetā varēs uh, sniegt labākas garantijas uh, preču iegādē. Un visbeidzot, arī mūsu ikdienas māsveida digitalizācija, kiberdrošības jautājumu padara par aktuālāko jautājumu, un tad ir jāatvēl nepieciešamais budžets. Taču, ja mēs palielinam Enisai jau budžetu par 40% līdz 2020. gadam, atgādinam, ka Eiropas Savienības budžetu, budžets Brexit rezultātā samazināsies. Paldies! Thank you, Mr. Liels paldies. Tagad lūdzu Kelī kungs pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām uh, apsveicu Angeliku Nībleru par šo ziņojumu. Un mēs šeit runājam par ļoti būtisku normatīvu aktu. Mēs esam vienojušies par to, kas mums bija svarīgi, un būtiski, protams, ir aizsargāt par, pret kiberuzbrukumiem. Kiberdrošības mums ir ļoti svarīga. Uh, lai mēs varētu izvairīties no kiberuzbrukumiem komercsektorā, pārvaldes sektorā, enerģētikas sektorā un citur. Un šīs bažas ir ļoti konkrētas. Pateicoties tam, kas ir izdarīts pie šī ziņojuma un arī vienošanās, kas notiek ar citām institūcijām, mēs varēsim nodrošināt finanšu resursus un citus vajadzīgos resursus, lai varētu tik tiešām nodrošināt kiberdrošību. Mums ir jāaizsargā kritiskā infrastruktūra ja notiek kādi uzbrukumi, piemēram, arī no teroristu puses. Šeit ir ļoti plašs aptvērums, lai nepieļautu uh, nopietnu sabrukumu vai arī um, ekonomiskās problēmas. Es arī atbalstu NISA stiprināšanu. Manā valstī ir ļoti daudzas iespējas nodrošināt uh, lielāku kiberdrošību īrijā. Mēs esam daudz ko izdarījuši. Mums ir tādi uzņēmumi, kas darbojas kiberdrošības jomā un jau spēja aizsargāt pret kiber uzbrukumiem. Mums jau ir uzkrāta kompetence un zināšanas, lai mēs varētu panākt to, ka Eiropas Savienība kļūst par līderi pasaulē kiberdrošības jomā turpmākajos gados. Un nobeigumā vēlos teikt, ka Esmu bijis Silicija uh, ielējā pagājušajā gadā uh, kopā ar Eiropas parlamenta delegāciju un varēju novērot, kā šīs lietas attīstās ASV. Paldies, Lūdzu, Gaira kungs, divas minūtes. Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Man ir bijis tas gods uh, būt ēna referentam manā politiskajā grupā. Jautājumus, kas ir saistīti ar kompetences centriem Un tāpēc arī esmu ļoti gandarīts par šo priekšlikumu. Arī industrijas komitejā mēs esam atbalstījuši to. Vēlreiz paldies mūsu referentei un par, arī par sadarbību. Un paldies arī citiem referentiem par ļoti labu sadarbību. Mana politiskā grupa uzskata par ārkārtīgi būtisku nodrošināt Enisas darbību, nodrošināt to, ka kompetence ir absolūti skaidras, tāpēc ir jāformulē visas kompetences, lai nodrošinātu pienācīgu sadarbību. Tie ir jautājumi, kas saistīti ar kiberdrošības centru pārvaldību, sadarbību ar nacionālajiem iestādēm, tā lai šīs, šīs institūcijas varētu darboties veiksmīgi un izmantot tās ekspertu zināšanas, kas ir ukrāt, uzkrātas. Un mums ir arī ļoti svarīgi, lai kiberdrošības projekti, kas ir izmantojami militārajā jomā, lai šie projekti būtu atbalstāmi no attīstības fonda. Bet ir te pašā laikā uh, civilās programmas būtu izmantojamas tieši civilējiem produktiem. Šobrīd uh, teksts, kas ir piedāvāts, ir pilnībā uh, mūsu atbalstīts trialogā. Mums būs uh, gara sarunas un jautājumi, kas ir saistīti ar finansējumu, ar savstarpējām attiecībām. Protams, te varētu būt diezgan atšķirīgi viedokļi arī padomē, un tad gal galā mēs varēsim pieņemt uh, veiksmīgu lēmumu. Paldies! Lielas paldies, un tagad paketa kungs, jums ir viena minūte. Digitalizēring, what cyberveiligheid. Jā, paldies. Standartizēju un digitalizāciju un drošības jautājumi kļūst aizvien aktuālāki ārvalstu telekomu kompānijas. Uh, uh, šeit to paņem uh, lielāko daļu un izskatās, ka lielākā daļa kompāniju netiek galā ar kiberdrošības jautājumiem. Tādējādi mēs nākam tagad klajā ar Eiropas stratēģiju kiberdrošības jomā. Te ir vairāk pasākumi, lai veicinātu investīcijas datu aizsardzībā un lai aizsargātos pret kiberuzbrukumiem. Uh, tad arī darām. Visu esam atrunājuši arī to, lai arī iestādēm būtu nepieciešamās vīras, lai varētu vienoties, apmainīties ar informāciju, veicināt inovācijas. Ir jābūt drošiem arī, lai tiktu veikts visā Eiropā nepieciešamās investīcijas, lai pasākumi tiktu arī attiecīgi īstenoti Eiropas patērētāju interesēs. Es ceru, ka Eiropas Savienība uh, sekos tādu valstu piemēriem kā Bēļģija, kas pieņēma vēl papildus pasākumus, mazinot trūkumus uh, kiberdrošības ekspertu jomā. Eiropā ir jābūt drošai tiešsaistē. Liels paldies! Un tagad vārds Milinars kundzei Alde vārdā. Paldies, priekšsētāji, godētais vicepriekšsētāji kungs. Šodien mēs runājam par uh, ļoti svarīgu soli, lai definētu Eiropas kiberdrošības stratēģiju, kuras mērķis ir būs izveidot tādu situāciju, kur Eiropa būtu daudz spēcīgāka. E, šī ir tiešām ļoti laba atbilde, lai varētu koordinēt dalību valstu darbu sadarbībā ar industriālo sektoru, lai patērētājiem pilsoņiem tiktu piegādāti drošas preces un pakalpojumi lai mēs nebūtu atkarīgi no importētiem risinājumiem no trešajām valstīm. Pateicoties intensīvajām sarunām komitejās, kā arī pateicoties lieliskai sadarbībai ar uh, referenti, ēnu referentiem, tagad uh, mums ir ļoti spēcīgs līdzsvarots teksts, kas nodrošina, ka Eiropas kompetences centrs strādās kā koordinators, lai noteiktu prioritātes un izvairītos no dalībvalstu iniciatīvu pārklāšanās saistībā arī ar ENISAS mandātu kiberdrošības akta eh, kontekstā. Tad arī centrs arī fin, saņems finansējumu no apvāršņa programmām un citām programmām, lai varētu arī finansēt savas iniciatīvas. Un visbeidzot būs iespējams arī atbalstīt eh, dalību valstu eksošās pieejas, lai būtu sinerģijas starp civilajām militārajām aplikācijām, lai varētu arī apkopot finanšu resursus un izvairītos no uh, ekspertīzes pārklāšanās. Un visbeidzot, Eiropas digitālās programmas ziņojumā esmu referenta, un man ir ārkārtīgi liels prieks par to, ka te ir uh, arī paredzēta uh, sadarbība arī starp nacionālām atbildīgām iestādēm, arī digitālās Eiropas kontekstā. Liels paldies, Matijas kundze, uz vienu minūtu lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Uh, Aizvien vairāk uh, mūsu dzīves uh, paiet uh, tieši saistē, līdz ar to mūsu privātie dati ir ārkārtīgi liela vērtība un visi vēlas to izmantot savās interesēs un peļņas gūšanā, un tad arī ir ārkārtīgi daudz uh, neliela kompānijas eh, Facebook un citi, kas arī to izmanto datus savās interesēs. Mums ir jāmazina šie draudi, jāievēro cilvēku tiesības. Un jāstiprina visu to aktivitātes, kas cīnās pret krīber uzbrukumiem. Neaizmirsīsim, cik svarīgi šeit eh, ir eh, strādāt un cik svarīgas ir asociācijas un cilvēki, kas strādā šajā jomā. Uh, lai arī patērētāji varētu saņemt informāciju par savu datu aizsardzību. Enisa un arī citas iestādes šeit spēlē ārkārtīgi svārīgu lomu. Nekad mēs nedrīkstam aizmirst arī cilvēktiesības. Paldies! Thank you. Pateicos Švāba kungs, lūdzu. Prezidentin. Paldies, priekšsēdētāji, viceprezidenta kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Protams, arī vispirms vēlos pateikties Anglikai Nīblerē par darbu pie šī dosjē. Un es eh, Man ir prieks, ka arī mūsu komitejas eh, kolēģi varēja dot savu pienesumu šim darbam. Un priekšsēdētāji, šis ir svarīgs jautājums, eh, jo 2000. 19. Eh, gadā eh, kaitīgā ietekme un eh, zaudējumi, ko radīs kiberuzbrukumi, ir prognozēts, ka sasniegt pāri par 18 miljardiem eiro. Un, diemžēl, ļoti pieaug šādu te kiberuzbrukumu skaits, un tieši tādēļ ir svarīgi noteikt kopējos mērķus, un nevajadzētu atstāt dalību valstis katru par sevi, lai katra risinātu savas atsevišķās problēmas. Uh, Eh, līdz 20. gadam mums ir eh, prognozēcija investēt pietiekami daudz līdzekļu kiberdrošībā, taču, ja mēs to salīdzinām ASV, tas, protams, ir daudz eh, mazāk. Tā kā mums vajadzētu saprast, ka tas neatiecas uz to, ka NSA parādīsies jauna, jauna pienākuma, jauna atbildība bet ir svarīgi arī, lai dalība valstis un arī industrija vairāk eh, investētu uh, kiberdrošībā. Lielas paldies! Thank you. One minute, Mr. Zir Lielas paldies, Zariņa kungs! Lielas paldies, priekšsēdētāji! Jā, kiberdrošība ir ārkārtīgi svarīga, lai garantētu Eiropas ekonomikas konkurētspēju, aizsargātu pilsoņus no jauno tehnoloģiju ļaunprātīgas izmantošanas. Uh, Un tad, lai arī tērētājiem būtu brīvas izvēles un informētas izvēles iespējas, tādējādi ļoti svarīgi atbalstīt vairāk ēnisu, variem varētu efektīvāk cīnīties pret kriberu uzbrukumiem, lai arī būtu viņiem lielāka prevencijas kapacitāte un reakcijas kapacitāte. Ir ļoti svarīgi arī sertifikācijas sistēma. Un te ir nepieciešama sadarbība. Uh, Eh, tad arī visam šiem sadarbības centriem tiek sniegt liels atbalsts pateicoties Eiropas digitālajā programmā un apvārsni 2020. Eh, tādējādi tas eh, arī ļaus labāk stiprināt procedūras informācijas kvalitāti uzlabot. Tas nav vienkārši izaicinājums, taču tā ir prioritāte, kas ir jārisina, lai garantētu Eiropas Savienības digitālo neatkarību. Lielas paldies! Thank you. Pateicos Ēlēra kungs, bet viņš nav zālē. Tādēļ vārds Kailī kundzei uz vienu minūtu lūdzu. Yes. Pateicos priekšsēdētājs kundze, godētie kolēģi. Vēlos apsveikt jūs uh, ar um, noslēgtajām sārunām un par triologu veiksmīgo rezultātu. Šis ir ļoti svarīgs posms, lai stiprinātu e, kiberdrošību Eiropas Savienībā, lai stiprinātu arī mūsu demokrātiju. Katru dienu mēs ciešam no kiberuzbrukumiem, kas bieži vien tiek organizēti no trešajām valstīm. Mūsu digitālā ekonomika arī tiek pakļauta šiem kiberuzbrukumiem, kas kļūst aizvien skaitliski lielāki. Tādējādi ir svarīgi m, uzlabot Eiropas Savienības kapacitāti, reaģēt, uzlabot politikas līdzekļus, sadarbot, uh, palielināt sadarbības ar dalību valstīm, lai varētu notikt veiksmīgāka informācijas apmaiņa. Grieķijā mēs šai jomā ļoti daudz strādājām, pateicoties arī tam, ka esam pieņēmuši attiecīgos likumus un esam palielinājuši savus uh, uh šos cīņas līdzekļus. Cīņa ir jāturpina, ir jāinvestē kiberdrošībā, uh, inovācijās. Arī Grieķijai tiek pared, izmantojam dažādas Eiropas Savienības fondus šim mērķim. Esam investējuši apmēram divus miljārdus uh, laikā no 2021. gada līdz 2027. gadam. Mēs veiksim šīs investīcijas, esam uz pareizā ceļa un cerams, ka uzsāksim trialogus, lai šajā jau sasaukumā uh, mēs varētu pieņemt nepieciešamos lēmumus, noslēgt darbu pie kiberdrošības uh, jautājumiem. Esam labi pavirzījušies uz priekšu, vēl, protams, ir ejams ceļš. Ir arī likuma projekti par mākslīgo inteliģenci, un tad tas mums liek apzināties šīs situācijas nozīmīgumu. Paldies jums, un labvakar visiem, un tagad ir īstais brīdis uzsākt brīvo mikrofonu, un Pirmais ir pieteicies Bogdans Drojevskis, bet skatos, ka viņš nav klāt. Neredzu. Nu, tad līdz ar to es aicinu Franku Bogoviču. Lūdzu. Hvala za besedo. Eh, kot vemo, je svet vedno bolj po... Pateicos. Kā mēs zinām, pasaulē aizvien ir digitalizētāka savstarpēji. Eh, sasaistītāk. Tas ir arī ir liels izaicinājums mūsu drošībai, mūsu, mūsu sistēmu drošībai, vai tas būtu transporta jomā, veselības jomā, enerģētikas, banku jomā, arī vēlēšanu jomā. Arī mēs, privāti personas, katrs atsevišķi aizvien vairāk esam pakļauti dažādiem kiberuzbrukumiem. Arī nesen es pats biju identitātes uzurpēšanas upuris, un mēs zinām, kas var konkrēti notikt ar jebkuru cilvēku šeit. Eiropas Savienībā. Es varu tādējādi atbalstīt šo tiesību aktu, lai Eiropas Savienība organizēti šeit varētu rīkoties, jo valstis atsevišķi vienas pašas nevarēs tikt galā ar uh, šādām briesmām tiešsaistē. Cits valsts, kas daudz vairāk ir pakļaut šādiem uzbrukumiem nekā Eiropas Savienība, bet uh, arī, piemēram, Īzrēlē panākt lielas progresā jomā, bet, nu, te arī mums ir jābūt spēcīgiem nākotnē ir atkarīgi no kiberdrošības. Paldies! Sev Nikola Kaputo. Lielas paldies, un tagad aicinu Nikola Kaputo, lūdzu. Grazie. Paldies priekšsēdētāji tīkli, arī telekomunikācijas informācijas tīkli kļuvuši ekonomiskās izaugsmas pīlāri. Tādējādi ir svarīgi līdz minimumam samazināt riskus, kas ir saistīti ar mūsu datu apstrādi, lai patērētājiem būtu uzticība un informātikas risinājumi par kiber drošību. Tas sniedz arī tādu ilgtermiņa skatījumu, stiprinot kompetences un pilnveres arī Eiropas uh, Uh, tīklu, informācijas tīklu iestādes uh, darbu, lai arī pakalpojumu un preces vienotajā tirgū būtu drošas. Par certifikāciju piekrītu brīvprātīgai sistēmai. Tālāk, kas attiecas uz pakalpojumiem un precēm, kuri nepieciešama lielākas garantijas, te ir jāparedz obligātā certifikācijas sistēma preču piegādātāju pakalpojumu piegādātājiem jāsniedz obligātā veidā informācija par certifikāciju, lai patērētājiem būtu liederīga informācija tad, kad viņš veic savu patēriņa izvēli. Paldies! Liels paldies! Notis Marijas kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs runājam par kiberdrošību, par pasākumiem, kas mums ir jāpieņem, bet par kādiem pasākumiem Ansipa kungs šeit vispār ir runa? Kādus pasākumus pieņems Eiropas Savienība pret kādu dalību valsti? kas spiego, izspiego savus pilsoņus. 4. martā dažas dienas atpakaļ uh, Eh, tika preventīvi aizturēti Grieķijas pilsoņi Janits pilsētā, jo viņi protestēja pret vienošanos ar Ziemeļmaķedoniju. Policija viņus aizturēja preventīva apsvēruma dēļ. Atbildīgais ministrs atzina, ka valdība uh, sekoja cieši sociālajiem mēdījiem, apkopoja informāciju par šiem pilsoņiem, veica šo pagaidu arestu. Uh, un eh, liedz tādējādi cilvēkiem eh, iet ielās un protestē. Tas viss ir zināms. Tad kādus pasākums jūs pieņemsiet šajā sakarā? Ir absolūti nepieņemami tas, ka Arī tādējādi privāta datu regula tiek pārkāpta. Mūsu valdība izmanto pilsoņu privātos datus, uzrauga uh, un kontrolē pilsoņus, izseko viņiem internetā un veids uh, šo pilsoņu aizturēšanu. Priekšētāji kungs vēlos izteikt nosodījumu uh, pret Grieķu pilsoņu tiesību pārkāpumiem. Un tagad Zdrojevska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Atgriezīšos pie mūsu uh, pirmajiem uh, centieniem šeit šajā sasaukumā pirms pieciem gadiem mēs runājam par uh, kiberdrošību, un varbūt tajā brīdī mēs līdz galam nesapratām, kāda ir reāla apdraudējumi. Jau bija kiberkonflikti, un pa šo gadu ir bijuši arī teroristiskie kiberuzbrukumi. Tas, protams, ir mainījis situāciju. Varētu teikt, ka tas, zināmā mērā, ir pozitīvi, jo mēs stiprinām tagad institūcijas, tas attiecās gan uz budžeta līdzekļiem, gan uz, uz personālu, un tas ir ārkārtīgi būtiski, un tāpēc mēs to varam novērtēt. Bet žēl, ka, protams, ka mēs esam palaiduši garām mazliet mazliet laiku, jo visu laiku kaut kas attīstās arī atkal jauni apdraudējumi, par kuriem šodien ir daudz runāts. Tāpēc arī ļoti pozitīvi, ka mums tagad ir šis ziņojums, mēs varēsim spērt soļus uz priekšu, lai nodrošinātu lielāku kiberdrošību Eiropā. Un paldies mūsu referentei. Paldies, brīvais mikrofons līdz ar to ir beidzies. Un tagad es aicinu izteikties Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju Andriu Ansipu. Lūdzu. Uh, Godētais priekšsēdētājs, dāmas un deputāti, es vēlos pateikties uh, visiem Eiropas parlamenta deputātiem par ļoti vērtīgajām debatēm, jūsu paustiem komentāriem. Kiberdrošība Iebruķosības akts arī tad uh, radīs ļoti drošu certifikācijas sistēmu un sniegs papildus uh, pastāvīgo mandātu ENSTē. Tas padarīs vienoto digitālo tirgu spēcīgāku un arī izturīgāku pret kiberuzbrukumiem. Kā tā kā šis digitālais tirgus pieaugo, izplešas Eiropas Savienībā jāapzinās gan uh, priekšrocības, gan arī riski, kas ar to ir saistīti. Mums ir kolektīva atbildība nodrošināt to, lai riski tiktu atbilstīgi risinātu, lai arī digitālās preces pakalpojumi arī būtu kiberdroši visu dzīves garumā. Kiberdrošības akts ir viens no pīlāriem Eiropas Savienības eh, kibernoturības direktīvas sastāvdaļa. Eh, tad arī šis kompetence un tīkla stiprums arī būs ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu aizsargāt savu kopējo digitālo tirgu. Kīberdrošības ekspertīzes centri atrodas dažādās Eiropas Savienības valstīs. Jāparāda šiem centriem nepieciešamie resursi un to arī atbalstīs Eiropas kiberdrošības kompetences centrs. Mums tagad šī ekspertīze un pieredze ir jāpārveido inovatīvos uh, produktos, pakalpojumos, un tas viss jāveicina ekonomikas izaugsme. Un te arī jautājumi ir jānodrošina digitālās aktīvi, digitālajā aktīvi, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi starptautiskā līmenī. Te koordinēti ir jāsadarbojas gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, gan iesaistot privāto, gan valsts sektoru, lai tādējādi mēs varētu sasniegt ievērojumu progresu. Un tiešām pateicos par to, ka Eiropas parlaments ir ļoti ātri strādājis pie kompetences un tīkla jautājumiem. Balsojot šonedēļ, norādot jūsu ieceres noslēgt sārunas jau šī sasaukuma laikā, Eiropas parlaments sniedz ļoti skaidru norādi par to, cik šis jautājums ir politiski svarīgs un cik Eiropas Savienība ir apņēmības pilna atbildēt uz izaicinājumiem, kas ir kiberdrošības jomā. Eiropas komisija ir gatava atbalstīt līdzlikumu pieņēmējs tuvākajās uh, sarunās par šo jautājumu. Paldies! Liels paldies, vicepriekšsēdētāja kungs! Un tagad es aicinu izteikties mūsu referenti Angeliku Nībleru lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, liels paldies arī no manas puses par uh, man uh, tik uh, iedvesmojošiem vārdiem jo tiešām mēs redzam, cik ļoti svarīgi ir kiberdrošība Eiropas Savienībā, un nākotnē šai kiberdrošībai būs arvien lielāka nozīme ar pozitīvi izteicienī no jūsu puses arī par pašu ziņojumu tiešām tiek augstu vērtēti. Eiropas parlaments ir padarījis labu darbu. Varam teikt, ka jā, mūsu kiberdrošības akts, tas ir labs darbs, kas ir padarīts, un tāpēc arī ļoti labi, ka šis solis ir sperts un veiksmīgi. Uh, Uh, tagad ir darbs priekšā un vēlos uzsvert, ka šeit mums ir uh, vienreizēja izdevība uh, radīt standartus arī starptautiskā līmenī. Līdz ar to mēs varam darboties starptautiskajā līmenī ar uh, datu aizsardzības uh, ietver regulējumu un ar citiem jautājumiem, arī kiberdrošības jomā, kas ir saistīti ar sistēmām, ar produktiem, ar, sistēmu, ar šo sistēmu kopumā, un mēs varam būt tie, kas tiešām nosaka um, to, kā attīstīsies visa šī joma. Šī ir vienreizēja iespēja Eiropas Savienībai. Mēs esam ļoti dziļi iedziļinājušies šajā jautājumā un uh, piedāvājuši ļoti veiksmīgu risinājumu uh, Un kolēģi lūdzu būs, būsim tiešām ambiciozākie jautājumos, kas ir saistīti ar certifikāciju, sevišķi kritiskai infrastruktūrai. Vēlos, lai mēs uh, spērtu visus turpmākos soļus, arī pēc šī pirmā soļa. Paldies visiem kolēģiem, kas ir uh, ieguldījuši savu darbu, un es ceru, ka pavisam drīz uh, šis normatīvais akts sāks darboties uh, Eiropas Savienībā tā, lai mūsu iedzīvotāji varētu justies droši. Paldies! Paldies! Un Aicinu izteikties arī uh, Žuliju Redu. Paldies, priekšsarētai. Un kā var redzēt no šīs diskusijas, uh, parlamentā ir liela piekrišana par kiberdrošības uh, centru būtis, būtību, bet te pašā laikā noteikti ir atšķirīgi viedokļi par to, kā mums veiksies sarunās, tāpēc vēlos runāt par to, kāda ir mana pieeja šajā jautājumā. Pirmkārt, ITRA komitejā mēs jau esam skaidri un gaiši uh, pateikuši, ka nevar izmantot civilo finansējumu uh, militāriem mērķiem, bet tikpat svarīgi ir pateikt, ka mēs neplānojam finansēt tādus pasākumus, kas varētu mazināt kiberdrošību, piemēram, dažādi uh, pa, dažādas lietotnes, kas varētu būt izmantotas, lai mazinātu kiberdrošību. Trešdien balsojumā mēs ceram, ka varēsim panākt labu līdzsvaru, un ja piekrišana tiks saņemta, tad es noteikti nekādā gadījumā neierobežošu sarunas, lai mēs varētu jau šajā mandātā, šajā sasaukumā panākt politisko vienošanos. Bet, protams, būs politiskās atšķirības, tāpēc arī redzēsim, kāda būs padomas nostāja Un mūsu mērķis nav panākt vienošanos par katru cenu. Šeit mēs redzam, ka parlamentā ir plašs atbalsts komisijas priekšlikumam un arī tām izmaiņām, ko mēs esam iekļāvoši, un tāpēc arī lūdzam komisiju un padomi būt pietiekami elastīgiem, lai mēs varētu politiskā līmenī vienoties. Šāda ir mūsu pieeja, un es esmu pārliecināta, ka mēs varēsim jau šajā sasaukumā panākt politisko vienošanos. Paldies! Liels paldies! Vēlos teikt arī, ka vismaz daļēji man bija iespēja arī uh, kalpot šajā diskusijā, jo man ir bijusi iespēja arī vadīt uh, Eiropas parlamentā darba grupu drošības jautājumos. Un vēlos pateikties uh, arī Kinga kungam, uh, komisāram, kas arī darbojas šajā jomā. Uh, Kopīgas debats līdz ar to ir pabeigtas Nībleras kundzes ziņojums par to notiks balsošana rīt, bet par otro ziņojumu, par Julijas Redes ziņojumu trešdien. Pagaidīsim, kamēr Hogana kungs, komisārs, ieņem savu vietu. Katrā brīdī viņš noteikti pagodinās mūs ar savu klātbūtni. Skatos, jā, ka viņš ir ceļā. Good evening, Commissioner Hogan, please be so. Labvakar, komisāra kungs, Hogana kungs, lūdzu, ieņemiet vietu. Jūs varat redzēt, redzēt, ka mūsu parlaments ļoti efektīvi un laica, laikā visu savu darbu izdara. Un tas nozīmē, ka mēs varam veiksmīgi sadarboties. Nākamais um, debašu jautājums ir Paulo de Castro Ziņojums netaisnīga tirzniecības praksa starp uzņēmumu attiecībās pārtiks piegādes ķēdē. Un pirmais runātājs ir Paulo de Castro, mūsu referents. Lūdzu! Prezident. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisāri, kungs, godētie kolēģi. Pa desmit gadus esam debatējuši. Uh, Un tā rezultātā beidzot 20 valstis ir vienojušās un pieņēmuši tiesību aktu par šo jautājumu. Te bija nepieciešama mūsu parlamenta divas rezolūcijas, pēdējā rezolūcija, un par to vēlreiz pateicos vicepriekšsēdētājai Migenes skundzei. Pēdējā rezolūcija ir apstiprināt lielu vairākumu 16. gada jūlijā. Tas bija viss nepieciešams, lai šodien nonāktu pie gala balsojuma par šo direktīvu pret netaisnīgo tirdzniecības praksi, lauksaimniecības preču tirgū. Tas ir liels Uh, nu, svarīgs rezultāts pateicoties uh, tieši mūsu parlamenta darbam esam to sasnieguši. Šī ambīcija, kas ir konkretizējusies konkrētiem uzlabojumiem, ņemot vērā sākotnējo priekšlikumu. Nu, piemēram, paplašinājām aptvērumu jomu, tagad aizsargājam 100% lauksaimniekus un 95% lauksaimniecības uh, pārtikas preču uzņēmumi. Tātad pārējā no Ehm, arī vairākiem miljoniem eh, eiro. Un tad arī šeit eh, mēs runājām par um, trešo valstu precēm, kam būs jāievēro mūsu noteikumi. Preces ne tikai lauksainīcības preces dažādos uh, svarīgos, uh, svarīgās nozerēs. Tātad uh, šeit runa ir par uh, dažādiem jautājumiem, piemēram, par maksājumu, kavējumiem, arī par rakstiskajiem līgumiem vai arī par dažādiem apdraudējumiem ar uh, komercsodiem gadījumā, ja um, cietējs uh, sūdzas. Bieži vien tieši bailes liek mūsu ražotājiem pieņemt šo negodīgo taisnī, netaisnīgo praksi, uh, ir nepieciešams reaģēt un pielikt punktu negodīgai praksei. Tas ir eh, to jānodarbojas nacionālajām iestādēm, arī tagad šīm iestādēm piešķiram lielākus pilnvaras gan izmeklēšanas gaitā, gan arī sankciju jomā neaizmirstot arī uh, to, cik svarīgi sadarboties ar dažādām eh, nacionālām iestādēm, kurām vismaz vienreiz gadā uh, nāksies tikties, lai apmainītos ar paraugu praksu un informāciju, lai pēc iespējas homogēnāk un ambiciozāk varētu piemērot šo direktīvu. Te ir arī jāatkārt. Jārunā par to, ka runai par minimālo harmonizāciju, ka pašas valsts varēs paredzēt savos, savās likumdošanās nacionālā līmenī gan uh, Um, iekļautu subjektu sārakstu, gan arī preču sārakstu. Tad um, tikai 11 mēnešu laikā kopš komisijas priekšlikuma publicēšanas līdz šodienai par spīti dažādiem bloķēšanas mēģinājumiem bija nepieciešama ļoti spēcīga politiskā griba no visiem. Par to arī es pateicos visiem tiem, kuri strādājuši, lai sasniegtu šo rezultātu. Uh, Protams, sākot ar kolēģiem no komisijas, pateicos komisāram Hoganam, pateicos ēnu referentiem un visiem Eiropas parlamenta sarunu komandas vedējiem arī, jo Austrijas prezidentūrai arī. Un uh, neaizmirstot arī tehnisko grupu paveikto milzīgo darbu. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, šī direktīva ir Eiropa, kas norāda uz to, kā tā var atbalstīt vājākos ekonomiskos operators, kas ir lauksaimnieki un vispilsoņi. Nozari, kur ir novērojama ļoti negodīga prakse un neefektīva resursu izplatī, pārdalīšana, un tas uh, izdara milzīgas spiedienas visiem ražotājiem. Jo pats svarīgākais ir preču kvalitāte, bet tas to visu, šī negodīgā prakse to apdraud, apdraud ilgspējību, apdraud arī darba taisnīgumu. Mēs apkarojam šo netaisnīgumu pārtiks jomā. Šī direktīva būs arī reference, lai tirgus būtu caurskatāmāks, godīgāks un pelnošāks, lai no tā gūtu visa sabiedrība, īpaši jau patērētāji. Liels paldies! Pateicos referenta kungam un tagad IMKO komitejas vārdā Tarabēlas kungam vārds lūdzu. Paldies, jā, šī direktīva noteikti ir viens no šī sasaukuma lielākajiem sasniegumiem, jo tik tiešām tas bija mūsu pienākums, bija cīnīties pret um, līdzsvera trūkumu starp mazo ražotāju un lielo lauksaimniecības preču tirgoņiem. Šis spiediens uz cenām ir. Um, ciešanu avots lauksainīcības nozarē, bet eh, šī nozara absolūti mūsu prioritāte. Šī direktīva cīnās pret netaisnīgo tirsniecības praksi, pārtiks piegādes ķēdē, tāpat laikā stiprinot caurskatāmību un arī cīnoties pret multinacionālo kompāniju šantāžu. Gribu uzteikt izcilo Paulo de Castro kunga darbu. Ar šo manu kolēģi mēs strādājām ļoti aktīvi īsos termiņos, lai šīs teksts eh, būtu uh, līdzsvarots un tiktu pieņemts līdz sasaukuma beigām. Vēlos uzstāt, lai dalība valsts ietu vēl tālāk savās nacionālajās likumdošanās, lai izskaustu vienreiz par visām reizēm šo netaisnīgo tirdzniecības praksi, kas nodara uh, kaitējumu patērētājiem, lauksaimniekam un maziem vidējiem uzņēmumiem. Liels paldies! Un tagad aicinu mūsu komisāru Fila Hogana komisijas vārdā. Lūdzu! Much, uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji, referenti, cienījamie deputāti. Šis darbs tiešām ir bijis ļoti nozīmīgs, uh, kā to sacīja te uh, Kastro kungs. Svarīgi ir, lai tam visam būtu rezultāts, jo jau pārāk ilgu laiku uh, lauksaimnieki un citi mazākie spēlētāji ir bijuši neizdevīgā situācijā. Un tieši tādēļ ir svarīgi nodrošināt eh, šo te eh, ražotāju eh, situāciju. Un tieši tādēļ mēs vēlamies nodrošināt lielāku aizsardzību pārtiks piegādes ķēdē neaizsargātākajiem dalībniekiem. Un līdz šim tas nekad tā īsti nav noticis. Un tādēļ es pasaku Tādēļ e, es vēlētos e, pateikties lauksaunicības komitejai par e, darbu un jāpasaks arī komisijas atbildīgajiem direktorātam par to, kā tas nāca klajā ar šādu tiesību aktu priekšlikumu. Un paldies parlamentam, paldies arī Austrijas prezidentūrai Un uh, De Castro kundzi un uh, Kostingers kundzi no uh, Austrijas komandas un paldies visiem ēnu referentiem un uh, Agri komitejas locekļiem arī Tarabēlas kungām, Makavējas kundzei un uh, Jūzo kundzei no Envi, ieskaitot arī Magīnes kundzi, kā ēnu referenti, Makintāra kundzi, Mariju Haiberi, Katainenu, Amat Kārtīm, Erko Zulu, un citus, jo visi jūs esat spēlējuši ļoti svarīgu lomu strādājot pie šī ārkārtīgi svarīgā tiesību akta. Un atgādinot to, ka uh, pagājuši tikai astoņi mēneši kopš uh, komisija nāca klajā ar uh, priekšlikumu. Tas tikai nodemonstrē to, ka viss var notikt pietiekam ātri, ja ir politiskā griba. Nu, protams, ka tagad dalībvalstīm nāksies uh, transponēt uh, direktīvu savā likumdošanā. Mm. Svarīgi ir atcerēties, kādi ir bijuši sākotnējie mērķi aizsargāt vājos Eh, lai spēc, eh, stiprie nevarētu eh, izmantot savu varu savās interesēs. Un svarīgi nodrošināt taisnīgu situāciju un aizsardzību no netaisnīgas tirniecības prasas visiem lauksaimniekiem Eiropā, nodrošināt vismaz minimālu aizsardzības līmeni pret netaisnīgas, tirnie, netaisnīgas tirniecības praksi. Uh, pārtiks piegādes ķēdē, ievērojot tirgus um, normas. Pavisam 16 dažādas netaisnīgas tirdzniecības prakses tiks aizliegtas. Un uh, varēs iekļaut arī citas, ja uh, par to būs uh, skaidri vienojušās uh, puses. Un uh, esam uh, paredzējuši, ka uh, Aizsardzība tiks nodrošināta tirzniecības uh, līmenim ar apgrozījumu līdz pat 350 uh, miljoniem eiro. Un, uh, Lauksaimniecības ministri ir aicinājuši izveidot labāku uh, likumdošanas satvaru, uh, un es Varu jums ziņot, ka esam panākuši eh, progresu šajā jomā arī caur omnibus eh, regulu, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kā to minēta Kastro un uh, Dēsa kungi. Arī viņi ir piedalījušies šajā darbā. Un mēs arī esam cenšies paplašināt savu caurs, caurskatāmības iniciatīvu lai varētu iepazīstināt un uh, publicēt detalizētāk visu šo iniciatīvu. Tas dod mūsu lauksaimniekiem labāks iespējas prezentēt un pārstāvēt sevi tirgū un aizsargāties pret uh, neveiksmēm uh, tirgū. Un tādēļ es vēlreiz pasakos visiem uh, deputātiem, ēnu uh, referentiem, Austrijas prezidentūrai par šo ārkārtīgi svarīgo uh, lēmumu, kas var nodrošināt pat izdzīvošanu uh, lauksaimniekiem. Nevienam pārtiks ķēdē uh, nav jābaidās no šī tiesība akta, ja vien uh, viņi rīkojas godīgi. Liels paldies, komisāra kungs! Un tagad aicinu Pilāru Ajuzo. Lūdzu. Muchas gracias. Pateicos priekšsēdē kungs, komisāra kungs pārtikas ķēdē lauksaimnieki neapšaubāmi ir vājākais ķēdes posms, ja gribam efektīvu lauksaimniecību un pietiekamas lauksaimniecības preces, mums ir jāaizsargā lauksaimnieks. Cits izvēles nav. Tā kā tirzniecība ir ļoti koncentrēta, lauksaimniecības preci, ražošana automatizēta, tādējādi viņi ir jo vairāk jāatbalsta. Vispirms pateicos komisijai par to, ka nācāt klējā ar šo priekšlikumu. Paldies padomē, paldies arī referentam un ēnu referentiem, kas piedalījās šajā darbā. Eiropas parlamenta nostāja bija krietni striktāka nekā gala rezultāts, tomēr par spīti arī tam uzskaitu, kā esam nonākuši par ļupie ļoti labas vienošanās, laba teksta lauksaimniekiem, lauksaimniekiem kopā. Arī Spānijā pārtiks ķēde ļoti labi darbojas. Tas tiesa, ka daži mērķi pie. Daži mērķi, kas šeit minēti, nav, nav sasniegti, bet citi ir taču. Uh, Gribu apsveikt sevi, Eiropas parlamentu, visus, jo tiešām bija absolūti nepieciešams šis tiesība akts, un esam daudz strādājuši pie tā. Vairākus gadus apakaļ Magines kundze vadīja darba grupu, un beidzot viņa var plūkt šī darba augļus. Paldies! Lielas paldies! Tagad būs politisko grupu vārda un aicinu Mainrīdu Maginesu. Lūdzu. Thank you. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies arī komisāru kungam. Jā, tas ir tiesa, eh, ka lauksaimnieku uh, lūgumi ir tikuši sadzirdēti. Un uh, jūs, kā komisārs, to uztvērāt nopietni un nācāt klajā ar priekšlikumu. Paldies par to. Tas ir ļoti būtiski. Protams, ka eh, dalība valstīs eh, tam visam eh, vēl jāiztur pārbauda, bet es ceru, ka jūs uzraudzīsiet arī īstenošanu, jo redz jau tagad, ka dažās dalība valstīs ir eh, jautājumi un šaubas par to, kā tas būtu jādara, bet tas būtu jādara bez liekas birokrātijas un tam ir jādarbojas efektīvi, eh, lai tie, kam ir patiesas sūdzības, tiešām arī varētu panākt taisnību. Taču eh, šodien faktiski rezultāts ir lielāks nekā vienkārši aizliegto prakšu summa. Te mēs runājam par pārtikas piegādes ķēdes ilgspējību, par dažādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, uzlabošanām, ūdens kvalitāti, gaisa kvalitāti, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Un, eh, jā, referentē ir taisnība, ka pašlaik sistēma reizēm strādā nepareizā virzienā, jo uh, lauksaimnieku mm, iespējas rīkoties tiek arvien vairāk ierobežots. Un Runājot par ilgspējīgākas saimniekošanas izveidi, nu, lauksaimnieki ir gatavi atbalstīt ilgspējīgos, piemēram, piensaimniekus. Svarīgi, lai šī sadarbības ar lauksaimnieku un patērētāju nodrošinātu to, ka viņi arī nopelna ilgspējīgu atalgojumu par saražoto. Esam tikušies ar zemnieku pārstāvjiem šeit Briselē runājuši par labklājību, izaicinājumiem, klimata pārmaiņām, tā tā tālāk. Un viņi sacīja, ka lauksaimnieks eh, tiešām netiek atalgots pietiekami, lai pildītu visu to, ko no viņa prasa. Bet paldies vēlreiz komisāra kungs par uzklausīšanu, un es ceru, ka šis tiesība akts eh, ļaus mums pavirzīties uz priekšu. Liels paldies Maginesas kundzei, un tagad lūdzu sociālistu demokrātu grupas vārdā Nikola Kaputo. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Direktīvu par netaisnīgo tirzniecības prāksi starp uzņēmiem pārtikas jomā mēs sasniedzam rezultātus pēc desmit gadu darba. Vēlos arī apsveikt referenta kungu Paulu de Castro par milzīgu paveikto darbu un arī par šo vienošanos, kas ir panākt trialogu rezultātā. Tas ievērojami uzlabo lauksaimnieku dzīvi un arī mazo vidējo uzņēmumu darbību. Ir arī vēl uh, šīs netaisnīgās prakses papildi, palielinātas, uh, respektīvi to saraksts ir garāks par astoņiem vairāk nekā to piedāvāja sākotnēji komisijas vēl priekšlikumā un arī jo. Viens no svarīgākajiem punktiem ir anonīmais uh, sūdzības un par pie, uh, par anonimitāti, kas tiek saglabāta izmeklēšanas laikā. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai attiecībā uz um, sūdzības iesniedz identitāti, bet arī uz cita veida datiem. Šī direktīva visbeidzot lauksaimniekiem atdod viņu cilvēku godu un aizsargā viņus pret lielajiem tirzniecības tīkliem. Paldies! Panu Kaputo. Paldies Kaputo kungu, kungam un tagad EKR grupas vārdā Antrē Makintāras kundze lūdzu. Paldies! Pārāk ilgi zemnieki atradās ļoti neveiksmīgā situācijā piegādas ķēdē un pārāk ilgi daudzi, daudzas pārtikas ķēdes uh, neizmanto, varēja izmantot uh, savu situāciju sev par labu. Šāda negodīga komercprakse uh, tiek uh, izmantot arvien plašāk. Apvienotajā karalistē ir pieņemts kodeks attiecībā uz uh, komercpraksi, un mēs esam atklājuši, ka brīvprātīgie etikas kodeksi nedarbojas, tāpēc ir nepieciešams nākt klajā ar likumdošanas aktu. Paldies uh, mūsu referentam Dekastro kungam, paldies arī visiem ēnu referentiem, kā arī komisaram Hoganam ko viņš ir uh, ieguldījis uh, šajā dokumentā tā, lai mēs varētu mūsu zemniekiem nodrošināt taisnīgāku atalgojumu. Tagad direktīvā ir iekļauti visi lauksamniecības produkti, ne tikai um, pārtika. Uh, ir iekļauti, piemēram, grieztie ziedi, kas arī ir tikpat, uh, kas bojājas tikpat ātri kā pārtika, un tas nozīmē, ka mēs varēsim aizsargāt uh, daudzus uh, zemniekus un uh, visas zemnieku organizācijas arī tagad ir uh, iekļautas. Esmu arī ļoti gandarīta, ka direktīvā ir arī norādes uz uh, piegādēm ārpus Eiropas Savienība. Tas nozīmē, ka uh, arī apvienotās karalistes zemnieki pēc Brexita būs aizsargāti. Tas, šīs ir ļoti pozitīvas ziņas gan zemniekiem, gan arī patērētājiem visā Eiropas Savienībā, un es labprāt to atbalstu. Lielas paldies! Un tagad Alde grupas vārdā aicinām Elsi Katēnenes kundzi. Paldies, priekšsarētāja kungs! Liels paldies par iespēju sadarboties. Tad, jā, mēs varam teikt, ka esam nonākuši pie līdzsvarota teksta. Tad redzam, kad ir politiskā griba, tad varam noslēgt darbu pie ļoti svarīga dosie arī īsos termiņos. Jautājums par produktivitāti. Tas vienmēr ir radījis problēmas Un uh, mēs uh, gribētu arī te nodot ļoti skaidru vēstījumu ražotājiem. No ražotāja tiek prasīts aizvien vairāk. Un uh, jātāpa viņam aizvien ir arī vairāk. Un tad arī man bieži uzdod jautājumu, ko tas konkrēti nozīmē ražotājiem. Un es domāju, ka to var rezumēt trīs lietās. Vispirms ražotājs var sūdzēties savas valsts atbildīgajā iestādē pat ja tas ir trešās valsts tirgonis, kas ir atbildīgs par šo negodīgo tirzniecības praksi. Tālāk arī šī direktīva ir ļoti preventīvs instruments, zinot, ka būs sankcijas. Un visbeidzot, manuprāt, vissvarīgākais tas ir arī vēstījums nacionālajiem parlamentiem uh, par to, kā valstis var iet vēl tālāk un pieņemt striktākus pasākumus. Ceru, kolēģi, ka atbild, atbalstīsiet šo direktīvu. Paldies! Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Marija Hoibaks konze. Paldies, priekšsēdētāji, tik tiešām ir ļoti labi, ka Eiropas Savienība ir plāno tagad pieņemt uh, kopīgo mm, normatīvo bāzi netaisnīgās tirdzniecības prakses apkarošanai. Paldies mūsu referentam un visiem citiem, kas ir strādājuši. Mūsu sadarbība ir bijusi veiksmīga. Ļoti labi, ka mēs Eiropā nevis stāvam uz vietas, bet dāram lietas, lai palīdzētu mūsu zemniekiem. Bet tas skar ne tikai viņus, tas attiecas arī uz tiem, kas strādā kautuvēs, tiem, kas novāc ražu no lauka, un arī daudzi citi, kas darbojas pārtikas ķēdē. Viņiem visiem būs tagad taisnīgāki uh, noteikumi. Kad Bet runājot, piemēram, par ļoti plašu nozaru klāstu pesticīdu piegādātājiem, dažādu mēslojuma piegādātājiem un tā tālāk. Tagad mēs varēsim šo koncentrēto varu, kas iepriekš bija pārtikas pārdevējiem, mēs varēsim to pārlikt daudz taisnīgāk. Mūsu zemniekiem būs taisnīgāks atalgojums, un tas nozīmē, ka ir nepieciešams varu pārdalīt Un mēs to varam tikai darīt tikai ar to, ka grozīsim konkurences tiesības. Hogana kungs, vai jūs esat gatavs arī konkurences tiesības ļoti rūpīgi pārbaudīt un gādāt par to, lai nākotnē, kad notiek uzņēmuma saplūšana, uh, lai mēs ņemtu vērā visus faktorus, kas ir saistīti ar vidi, kas ir saistīti ar zemnieku ienākumiem, jo uh, Savādāk mēs šo lietu neatrisināsim. Eiropā ir nepieciešama ambicioza projekta šajā jomā, un mēs šeit varam ļoti ambiciozi rīkoties. Paldies! Paldies! Un tagad go, goja grupas vārdā eh, Mat Kartīkungs. Paldies priekšsēdētāji! Situācija, kurā tie, kas izdarījuši vislielāko daļu darba, uh, pārtikas ražošanā saņēma vismazāko atalgojumu. Šī situācija turpinās jau gadiem ilgi, un tā nedrīkst turpināties. Mums ir nepieciešams saprast, kāda ir situācija. Zemniekiem tiek uzlikti ar vien neizdevīgāki nosacījumi. Viņiem ir ļoti ierobežots iespējas saņemt ienākumu. Šāda netaisnīgā tirzniecības prakse ir jāaptur. Mums ir jāsaprot, ka zemnieku kopiena ir ārkārtīgi svarīga un ka viņiem jābūt iespēja stāties pretī lieliem korporācijām. Bet šķiet, ka šo iespēju mēs esam palaiduši garām. Mēs nevaram, es nevaru atbalstīt šo ziņojumu, tāpēc, ka es neuzskatu, ka ziņojumā darbības dēļ kaut cik uzlabosies situācija mūsu zemniekiem. Mēs tikai precizējam dažas lietas, kas joprojām pastāv likumdošanā. Līgumi joprojām būs netaisnīgi. Es ceru, ka īstenībā man, mans pravietojums izrādīsies nepaties un ka tiešām zemnieku situācija uzlabosies, bet neizskatās. Un tad mums atkal nāksies atgriezties pie šī darba, vai arī joprojām turpināsim redze, eh, redzēt, kā zemnieki atstāja savus laukus un dodas prom. Uh, Bet mums Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams ambiciozāks risinājums. Lielas paldies! Tagad FDD grupas vārdā Marko Cola lūdzu. Paldies, priekšsēdē, pateicos arī referentiem par lielisku paveikto darbu. Apstiprinot šo direktīvu, tiešām sasniedzam milzīgu rezultātu. Visbeidzot, mēs varam uh, runāt par vienlodzīgāku ekonomisko pārdalu lauksainicības jomā, lai garantētu labākus ienākumus maziem lauksainicības uzņēmumiem un uzlabojot arī lauksainicības preces. Šī direktīva tiešām ir mūsu pienākums, lai nodrošinātu līdzsvaru piegādes ķēdē, lai samazinātu riskus. Uh, kas bieži vien rodas no lielos ekonomisko operātoru ļaunprātīgās rīcības. Tas uzliek par pienākumu maziem uzņēmumiem pārdot savus preces zem pašizmaksas, tādējādi viņi kļūst trūcīgi un ir parādos. Tagad, pateicoties Eiropas skaidriem noteikumiem, tiek nosodīts visa, visa šādas netaisnīgas tirzniecības prakses un uh, nosodīs lielos, uh, lielās kompānijas, kas uh, izmanto mazos ražotājus. Tirzniecības prakses, kas ir kropļojošas, tiek tiks apkarots arī, un šis ļoti svarīgs instruments dalību valstīs, ja labi tiks piemērot šie noteikumi, tad mazie uzņēmumi atgūs savus uh, savu godu un arī tādēļ aizsargājam uh, lauksaimniecības nozares uh, vājākos posmus. Paldies! Un tagad lūdzu Džons Stors Agņu. Labvakar, komisār kungs! Nu, jūs mazliet nokavējāt. Nokavējot šo diskusiju, vai tas ir tādēļ, ka Teresa Meija bija uh, šeit, Strasbūrā, un varbūt mēģināja viņa kaut kādā veidā jūs pielaust, lai jūs uh, piekāptos Brexit sarunās. Un uh, interesanti, ka tagad, kad uh, Brexit pavisam tuvu vai Lielbritānijas uh, deputātiem ir vērts šeit uzstāties, bet es tiešām ceru, ka Lielbritānijas karoks joprojām būs svarīgs un vēlos teikt arī par šo ziņojumu. Esmu diezgan gandarīts ar tām jūtām, kas ir saistīts ar šo ziņojumu, bet uh, apvienotā karalistē mums ir uh, Eh, arī atbildīgā persona, kas eh, ir atbildīga par eh, pārtikas regulējošā kodeksa ieviešanu, un cerams, ka viņi dara savu darbu, Teikeres kundze. Un tad, ja ir kāda, kādas problēmas Eiropas Savienībā, tad šo risina Eiropas tiesa, un līdz ar to mūsu pārstāvis darbs netiek atbalstīts. Komisija vienmēr liek savus normatīvos aktus priekšā, nevis uh, apvienotās karalistas uh, eh, tiesību aktus. Uh, paldies! Lielas paldies! Agņokungs! Komisārs ieradās tieši laikā, bet mēs bijām tik ļoti efektīvi, jo Magineses kundze tik labi vadīja šo sēdi, ka mēs ātrāk pabeidzām. Un desmit sekundes mums tikai bija jāgaida. Agņokungs, jums! Magines kundze vēlētos uzdot uh, zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemsiet? Jā. Nu tad lūdzu. Agne kundze, Uh, zina, ka mani ļoti viegli izprovocēt. Lūdzu, nedomājiet par Teikeres kundze, viņa tiks galā ar arī šo normatīvo aktu un citiem. Jūs teicāt, ka jūs visticamāk atgriezīsieties šajā parlamentā ar savu karoku, un jūs to teicāt ar tādu gandrīz vai prieku, un tad jautājums ir, vai tiešām, ja jums nāksies aizbraukt, vai jums pietrūks Eiropas parlaments? Varbūt gal galā jūs mīlat mūs, un tāpēc arī tā būtu ļoti pozitīva ziņa. Lūdzu, paskaidrojiet! Mērida, es labprāt precizēšu, kas mani uzjautrina, ir tas, ka politiķi ir ļoti nekompetenti. Trīs eh, gadi jau ir pagājuši no tā brīža, kad Briti nobalsojuši par savu aiziešanu. Joprojām tas nav noticis. Tas mani uzjautrina, bet jūs uzdevāt vēl vienu lietu. Jā, par eh, Tekeras kundzi par to, uh, par Teikaras kundzi, par to viņa ir stipra sieviete un viņai noteikti nevajadzētu padoties eh, parlaments spiedienam. Paldies! Nu, un tagad pie partijas eh, nepiedarošie lūdzu Dobramirs Sosnieši. Stefans Jelevski, poļu domātājs, ir teicis, ka ir gadījumi, kad uh, tiek risināts problēmas, kas uh, reāli neeksistē. Un, manuprāt, šī kāreiz ir tāda diskusija, ja eksistē kaut kādi. Uh, kaut kādas iestādes, kas mēģina iekasēt lielāku nodokli un varbūt kaut kādā veidā vairāk kaut ko regulēt savā teritorijā, un visiem tagad ir pienākums par visu atskaitīties, lai varētu redzēt, cik daudz izspiest nodoklis var no visiem uh, Šiem cilvēkiem tas nozīmē, ka ir grūtāk strādāt, ir papildu izmaksas, ir papildu nodokļi, ir dažāda veida regulējumi, notiek uh, tirgus centralizācija un var, var labāk kontrolēt šo centralizēto tirgu. Uh, tas nozīmē, ka zemniekiem ir vēl grūtāka situācija, viņiem ir neizdevīgi tagad slēgt līgumu, un um, gal galā tas nozīmē, ka nevis atteiksimies no noteikumiem, kas nedarbojas, bet mēs nāksim klājā ar jauniem noteikumiem un izskatās, ka cenu, pārtikas cenas arvien pieaugs. Lielas paldies un tagad lūdzu Česlav Adams Sikerski. Cienījamie kolēģi, šajā diskusijā vēlos precizēt dažas lietas. Cienījamie deputāti, Lauksaimniecības komiteja daudzus gadus ir strādājusi pie šiem jautājumiem. Esam tagad gandarīti, ka uh, rodas Eiropas Savienības līmeņa normatīvais akts, kas cīnās pret netaisnīgo tirzniecības praksi. Liels paldies komisijai, liels paldies mūsu referentam, De Castro kungam. Paldies arī visiem ēnu referentiem par to, ka jūs esat pastrādājuši un ka ir iespēja panākt vienošanos šajā sasaukumā. Paldies arī Maginesas kundzei, kas ir strādājusi pie šiem jautājumiem. Ir garš personu saraksts, kuriem es vēlos pateikties. Vēlos runāt par zemnieka situāciju pārtikas ķēdē un par to, ko šis zemnieks saņem. Izskatās, ka tikai aptuveni 10% zemnieku saimniecība var konkurēt ekonomiski tirgū. Tāpēc, lai uzlabotu zemnieku tirgus pozīciju būtu nepieciešams nodrošināt labāku zemnieku pārstāvību ar zemnieku organizāciju starpniecību. Ir jāveicina uh, organizēto struktūru uh, izveide uh, ražotājiem, tādu, piemēram, kā ražotāja organizācijas. Mums nepieciešams visā pārtikas ķēdē nodrošināt taisnīgākus noteikumus, tirzniecības uzņēmumi bieži vien uh, izmanto uh, masu mēdījus, lai paustu savu viedokli. Vēlos teikt, ka šī direktīva tomēr ir kompromiss, ko panāca komisārs Hogans Eiropas komisijā, un kompromisi, kā jau vienmēr, nevienmēr risina visas problēmas. Jā, bet šis ir labs sākums, bet tad mums ir jāturpina ar uh, valstu normatīviem aktiem, kas varētu risināt turpmākas problēmas. Lielas paldies, jūs mazliet pārsniedzat laiku, līdz ar to uh, eh, Sikierska kungs, vai jūs varētu pieņemt zilās kartītes jautājumu no Sasnieša kunga? Jā, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Vēlos pajautāt, šajā parlamentā vairāk kārt tika balsots par to, kurā ir teikts, ka ir nepieciešams uh, MVU uh, uh, veicināt un ka mazus, uh, samazas saimniecības ir uh, jāatbalstā. Un tagad jūs runājat par to, ka mazi zemnieki vairs nav efektīva struktūra. Ziņojumā autori ir definējuši, zemniecības, un tagad ir īstais brīdis atbalstīt zemniekus. Un notiek arī koncentrācijas process, bet tas ļoti lielā mērā uzlabo stāvokli, jo tie kur ir plašāki, kuriem ir vairāk produkcijas, viņi lielākā mērā varēs ietekmēt arī tirgu, nekā tikai mazi uzņēmumi, kuriem ir ļoti ierobežots produkcijas klāsts un, un daudzums. Tāpēc arī no vienas puses mums ir mazi uzņēmumi, mazi saimniecības, ko mēs ļoti vēlamies atbalstīt, bet ir nepieciešams arī atbalstīt koncentrāciju. Un tagad lūdzu, Klāra Agilēra Garsie, lūdzu. Ča, gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau visi teica, tad tiešām šis ir brīnišķīgs brīdis, iniciatīva ir izcila, gribu apsveikt kolēģi Pālo de Castro, apsveicu arī lauksaimniecības imko un EMI komitejas kolēģis, īpaši vēlos apsveikt Hogana kungu komisāru, jo pirmo reizi pēc daudziem gadiem lauksaimniecības komisārs uzdrošinās kol, komisāru koledžā eh, uzstātu šāda veida direktīvu. Tas tiešām ir uh, milzīgs panākums. Bet nu, tika uzskatīts, ka jā, piegādes ķēde ir ļoti labi un ka ir jāsamazina cenas patērētājiem. Nē, tā bija kļūda. Piegādes ķēde ir sakropļota, ir jākoriģē negodīgās tirsniecības praksa un jāaizsargā mazāk aizsargātākie vājie. Uh, Komisārkungs, jūs to zināt, kolēģi arī Pels to zina, šodien ir jānosūta visiem skaidrs vēstījums, ka Eiropa ir lauksaimnieku un patērētāju pusē. Citādi nemaz nav iespējams. Tad, nu, mēs uh, turpināsim vēl strādāt. Šie ir svarīgie pamatprincipi, bet nu, šis ir brīnišķīgs sākums, brīnišķīgs piemērs. Liels jums paldies! Paldies, tagad lūdzu, Džeims Nikolson kungs, lūdzu. Oh dear. Yeah, it's working. Yes. Uh, thank you very much, President. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī apsveikt uh, jūs visus. Pateicos arī Rika Astrokungām par viņa izstrādāto ziņojumu. Apsveicam arī visus, kas ir šeit iesaistīti darbā pie šīs vienošanās. Arī par lielāku operatoru spēlēm, eh, kas eh, eh, nodarīs lielu kaitējumu arī ražotājiem. Šī negodīgā praksa ir bijusi pastāvīga problēma visā Eiropā lauksaimniekiem. Ir nepieciešama papildus aizsardzība lauksaimniekiem, man prieks, ko esam sasnieguši pārāk ilgi redzam, ka lielākā daļa ir uh, lielo operātoru pārziņā. Un lauksaimniekiem bija ļoti maza ietekme, lai mazinātu šo netaisnīgo tirsniecības praksi, kas mazināja viņu ienākumus. Lauksaimnieki saņēma vidē 20% no lauksaimniecības preces gala cenas. Te ir pieņemti dažādi pasākumi, šis atbildīgais preču pasākums un uh, citi, lai varētu atjaunot līdzsvaru, lai lauksaimniekus vairāk varētu aizsargāt un arī, lai pārtiks preces būtu pēc iespējas augstāks kvalitātes. Taču nevajadzētu tagad gulēt uz lauriem un uzskatīt, ka esam savu darbu paveikuši. Lielākais čērslis veiksmīga, mm, veiksmīga Eiropas uh, likumdošanai ir skaidrojums ar to, ka šī Eiropas likumdošana netiek attiecīgi īstenota dalību valstu līmenī, nevis Brīseles līmenī, bet dalību valstu līmenī. Šeit izšķirīgais ir īstenošana. Un tad tie, kuri saka, ka jādara vēl vairāk. Jā, bet vispirms ir jārāpo, pirms mēs ejam. Nu, priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Nākamais runātājs ir Čankarlo Skotta Lūdzu. Pateicos priekšsēdētājs, pateicos arī referentam De Castro kungam. Šīs direktīvas apstiprināšana pār eh, netaisnīgo tirzniecības praksi ir pirmais solis, tas nav pienā, pietiekams. Iekšējais tirgus ir pilns nelīdzsvara, tas nodara kaitējumu lauksaimniekiem. Uh, Mēs tādējādi mēģinām mazināt negodīgo attieksmi no to puses, kas bauda dominējošo pozīciju un, piegā, un starp iegādātājiem, kas eh, samazina savu peļņu un arī emocionāli daudz cieš no šīs situācijas. Te ir arī dažādi pār, eh, tirdzniecības pasākumi, kas šodien arī Itālijā uh, esam ieviesuši pasākumu, lai arī mainītu mūsu attieksmi, arī lai aizsargātu mūsu uh, specifiskos siera produktus un uh, lai uh, varētu uh, arī gala uh, vērtību lauksaimnieku precēm taisnīgi pārdalīt. Atbalstām šo tiesību aktu un cerams, ka nākamajā sasākumā tiks pieņemti jauni noteikumi iekšējiem tirgumam, lai visa Eiropa varētu atzīt lauksaimniecības preces taisnīgo vērtību neatkarīgi no specifiskām realitātēm situācijām. Paldies! Paldies! Tagad aicinu Mišelu Dantam, lūdzu. Prieksētāji kungs, godēties komisāri, kungs, godēties Paulo, ir noiet ārkārtīgi garš ceļš. Kalpot galvenajam mērķim, lai izlīdzvarotu attiecības piegādes ķēdē un stiprinātu arī lauksaimnieku pozīcijas, tāda bija mūsu griba. Mēs divu pēdējo gadu laikā strādājām pie trim tiesību aktiem - konkurences, uh, Eh, piemērošanu lauksaimniecības tirgu un pārskatījām arī līguma nosacījumus eh, un arī izveidojām Eiropas noteikums, lai apkarot netaisnīgu tirzniecības prāksi. Jā, es domāju, kā mēs tagad varam būt lepni par sasniegto. Šie jautājumi tika nonākuši strupceļā jau vairākus gadus. Eiropas parlaments šeit iz, spēlē izšķirīgu lomu, jo padomu bija sašķēlusies. Uh, Nākotnē arī mums ir jāturpina strādāt pie šiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi būtiski. Mums nebūtu izdevies šis darbs, ja nebūtu bijis piena krīze 16. gadā. Un paldies par uh, uh, šīs krīzes atrasināšanu. Arī šī darba grupas rezultāti bija svarīgi, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Un pēdējais svarīgais jautājums, kas vēl nav atrisināts, tirgus caurskatāmības jautājums. Komisija strādā pie šī punkta un arī tad nākamo nedēļu laikā nāksim ar konkrētiem priekšlikumiem KLP kontekstā. Vēlreiz, komisāri kungs, mums būs nepieciešams jūsu atbalsts, lai varētu noslēgt uh, darbu pie uh, jautājuma, kas uh, mums un jums liekas ārkārtīgi cēls un svarīgs, un paldies par jūsu atbalstu. Bardzo, bardzo prošu. Liels paldies! Tagad aicinu Eriku Andriu. Okay. Merci. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. 350 eiro mēnesī. Lūk, tādi ir eh, vieni no trim lauksaimnieku ienākumiem manā valstī, Francijā. Un uh, ik nedēļu pazūd vairāk, tiek slēgt vairāk simti lauksaimniecības saimniecību. Tāpat laikā lauksaimniecības pā, preču lielās kompānijas palielina savu pēļņu. Un uh, akcionāri iegūst aizvien vairāk dividendu. Šī situācija nav vienlīdzīga un ir absolūti netaisnīga. Uh, Mēs ļoti labi zinām visi šeit, kā lauksaimniecības ražotāji, lauksaimnieki dzīvo no sava darba, un tādēļ bija fundamentāli svarīgi rīkoties. Pateicos Pālo de Castro, paldies ēnu referentiem, paldies jums, komisāra kungs, par to, ka ir noslēgts šodien darbs pie šīs direktīvas. Jā, nepieciešams taisnīgums, vienlīdzība, jā būs nepieciešams, kā jau tas arī tika teikts, eh, strādāt pie caurskatāmības, kā teicāt komisārkungs, arī visās eh, šais aktivitātēs būs jāizveido arī šis novērošanas centrs, jāmudina arī visām valstīm iet vēl tālāk par eh, tekstu, par ko balsosim šeit rītdien. Paldies! Liels paldies! Tagad lūdzu Bas Belderkungs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Late betalingen. Pateicos jums priekšsēdētāji kungs, kā vēti maksājumi, izmaiņas līgumā, tās ir tikai dažas no netaisnīgajām tirzniecības praksēm, ar ko saskaras uh, uzņēmēji. Šeit mēs runājam par uh, netaisnīgās tirzniecības prakses direktīvu. Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Paldies komisāram, referentam līdz referentiem par darbu pie šīs direktīvas. Bet svarīgākais ir tas, ka Ražotāji var iesniegt sūdzības konfidenciāli, anonīmi. Dalību valstīm ir pienākums to visu izskatīt un arī jāizvēlas mm, tiesneskas veids visu arī nepieciešamo mm, darbu. Nu, es ceru, ka visi izmeklēšanas procesi būs neatkarīgi un uzticami. Lai arī direktīva atbilstīgi un pareizi tiktu īstenot. Paldies! Bardzo, bardzo. Lielas paldies, un tagad aicinu Filipu Lozu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar šīs direktīvu par netaisnīgo tirzniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē visbeidzot ir nonākusi plenāra sēdē. Bija nepieciešams gandrīz gads kopš komisijas priekšlikuma publicēšanas, lai šo tiesību aktu par to mēs varētu balsot šeit plenāra sēdē. Arī oktobra trialogi vēl pagarināja eh, ziņojumu termiņus, tomēr tas ir uzlabojis mūsu ražotāju ekonomisko drošību. Taču šīs netaisnīgas tirsniecības prakšu skaits ir palielināts arī, jo um, pircēji no trešajām valstīm ir iekļauti arī direktīvas aptvērumā, tāpat kā arī dažādas ražotājus asociācijas varēs iesniegt sūdzības ražotāju vārdā un arī ražotāju identitāti tiks aizsargāt, lai varētu izvairīties no uh, spiediena pret viņiem, un tad arī kompetento jurisprudenci izvēlēsies sūdzību iesniedzējs. Cerams, ka tādējādi mēs labāk aizsargāsim mūsu lauksainieks pret lielajiem uh, tirsniecības uzņēmumiem, tādēļ arī lauksaimniecības komitejā atbalstījām šo ziņojumu un arī šonedēļ balsosim par to šeit plenārsēdē. Taču jādara vēl daudz, lai varētu tik tiešām stiprināt lauksaimnieku jomu piegādes ķēdē. Nē, šīs tiesība akts nav brīnuma risinājums un nevaram ignorēt šīs sarunas nākamajā KLP. Francija te ir daudz strādājusi un redzam, kā arī Francija Francijā ir ražotājiem maza teikšana tirzniecības attiecībās. Mums ir jāatbild un jāsādē pie šī jautājuma, jo jautājumi ir steidzami, akūti, svarīgi un smagi ietekmē mūsu lauksniecības nozares darbu. Daniela Buda. Paldies, un tagad lūdzu Daniela Buda. Rinte, mulțumesc. Dați-mi voie, primul rând, să salut preocupările. Liels paldies! Es vēlos sveikt un pateikties uh, komisāram Hoganam, pateikties referentam, ēnu referentiem. Mazie vidējo uzņēmumu lauksaimniecības nozarē tādējādi ar šo direktīvu tiks aizsargāti no lielo ekonomisko spēlētāju uh, dominējušās pozīcijas. Arī netaisnīgā tirdzniecības praksa novērojama pilnīgi visā šajā nozarē. Uh, Īpaši tieši mazie ražotāji cieši no šīm netaicīgiem tirsniecības praksēm. Viņiem tiek uh, veikti maksājumi kāvējumiem, mainīti uh, līguma nosacījumi un tam līdzīgi. Arī esam palielinājuši direktīvas aptvērumu, pag pagarinājuši netaisnīgo tirsniecības prākšu sārakstu, un tad arī patērētājiem būs tagad garantīja par kvalitatīvākiem produktiem. Uh, Ir arī ekonomiskā skaidrība, stabilākas būs cenas lauksainīcības nozarē. Šeit aizsargājam 15 miljonu lauksaimniekus un pārliecināts, ka šīs priekšlikums pārliecinās arī vairāk rūmāņu ražotājiem, arī jāpienoties spēcīgās asociācijās. Un cerams, ka arī direktīva tiks katras, katrā valstī atbilstīgi transponēta. Marija Gabriela. Paldies, tagad lūdzu Gabriela Zona. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, marile lanțuri de supermarketuri. Priekšsēdētāji kolēģi, lielveikalu tīkli ar savu varu mazina cenas, īsteno netaisnīgo tirsniecības praksi. Uh, Un tā ir milzīga problēma, kas ir jāatrisina lauksaimniecības preču jomā. Bieži vien te novērojam milzīga nevienlīdzība un, un situācijas atšķirība. Mazais ražotājs nav ļoti izdevīgā saruna pozīcijā. Lielie uzņēmumi uzspiež savu praksi līguma saistībās, kas ir tikai lielo kompāniju interesēs, un tas ir Jaunā šī Eiropas likumdošana pirmo reizi uzskaita līdz pat 16 netaisnīgām tiesniecības praksēm. Cita veida praksi var pieļaut tikai, ja ir par to panākt iepriekšēja vienošanās un lai nebūtu nekādu pārpratumu starp līgumu slēdzēju pusēm. Ir jāsaprot, ka mēs te visi ievērojam visas un respektējam visas puses. Uh, Visiem ir jāievēro nacionālā un Eiropas likumdošana, lai izvairītos no netaisnīgiem tirsniecības praksēm. Paldies! Paldies, Inačēnso Leontīnī, tagad lūdzēja kārvārdā. Paldies priekšsēdētāji, augsti novērtē, paldies par milzīgo darbu, ko ir paveicis kolēģis De Castro kungs. Šis teksts, par ko panāktināšanās arī ar padomi, uh, par eh, direktīvu par netaisnīgo tirsniecības praksi starp uzņēmumu attiecībās pārtiks piegādes ķēdē ir fundamentāli svarīgs instruments eh, lauksaimniecības eh, politikas kontekstā, kas ir orientēta tikai vienīgi uz tīrgu pārtiks piegādzētas uh, līdzsvars ir ārkārtīgi svarīgs īpaši mazajiem lauksaimniekiem, kas ir īpaši maz aizsargāti pret negodīgo tirsniecības praksi. Bieži vien viņiem nav šīs līguma saistību uh, pilnvaras, kādas ir viņu pircējiem. Uh, Tādējādi viņiem bija mazas alternatīvas, lai varētu tirgoties ar savām precēm, ņemot vērā arī lauksaimniecības sistēmas struktūru. Direktīvas mērķis ir apkarot netaisnīgo tirdzniecības praksi, iekļaujot kopīgas kontrolas instruments visā visai Eiropas Savienībai, un arī ir garāk tagad netaicīgās tirdzniecības prakses saraksts. Prakšu saraksts. Tad, lai te būtu lielākā vienlīdzība, uh, sasniedzot vienu no galvenajiem tādējādi KLP mērķiem. Atgādinu, ka šis ir ļoti svarīgs tiesību akts arī Itālijas un īpaši Sicīlijas lauksaimniekiem. Liels paldies! Un tagad vēl vārds Žilam Labretonam, NF vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kastro eh, ziņojumā tiek eh, īstenota cīņa pret lielajiem um, tirgotājiem, kas nodara kaitē maziem lauksaimniekiem, tādēļ es balsošu par šo ziņojumu. Taču tā nevar Eiropas Savienībā atkritīties no savas lielās atbildības par krīzi lauksaimniecības nozarē, kas uh, noved bieži vien lauksaimnieks līdz pašnāvībai. Arī brīvās tirdzniecības nolīgumi, kas noslēgta ar Austrāliju, Kanādu, Jaunzēlandi, Brazīliju, ir vienkārši trakums, jo tādējādi tiek dezorganizēta uh, Uh, konkurence, no kā cieši mūsu lauksaimniekiem. Mūsu lauksaimniekiem jāievēro ārkārtīgi daudz vīdes, veselības, citi standarti, kas uh, nav spēkā partnervalstīs. Nesen Eiropas Savienība atcēla arī cukuru un piena kvotas, kas ļāva stabilēt uh, cukura un piena cenas. Mēs uh, Nacionālās apvienības deputāti protestējām pret šo kvotu atcelšanu. Mums bija taisnība, jo šodien mēs redzam, kādas tam visam ir ļaunas sekas. Vācijas uzņēmums Sudzuker arī paziņoja, ka divas rūpnīcas tiks slēgts Francijā. Epavel pilsētā, piemēram, 132 strādājošie ir zaudējuši darbu. Uh, Es prāsu Eiropas Savienībai, īpaši Brīseles komisijai, jo nespēlēt Fonseja Pilāta lomu, atzīstat savas kļūdas un prasu sagatavot jaunu KLP priekšlikumu, lai labāk atbalstītu mūsu kvalitātes ģimenes lauksaimniecības modeļu pret ultraliberālo lauksaimniecības modeli, ko iedvesmo ASV, kas, no, kas iznīcina mūsu darba vietas un veselību. Paldies! Švābkungs. Švāba kungs nav klāt, un līdz ar to Rikardos Santos. Prezidents, Kārsņu komisāri. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs. Es vēlētos eh, pateikties eh, referentam un ēnu referentiem par eh, sarunām. Uh, par sarunu procesu un par rezultātu, kas ir panākts eh, mūsu lauksaimnieku labā, lai nodrošinātu viņiem labāku eh, pozīciju eh, un aizsardzību pret netaisnīgu tirzniecības praksi. Tas nodrošinās vismaz minimālo aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Un, protams, daudz kas būs atkarīgs no tā, kā dalībvalstis to īstenos, lai varētu patiesos lauksaimniecības produkcijas ražotājus aizsargāt. Un parlaments ir pastrādājis pie tā, lai uzlabotu sākotnējo eh, komisijas eh, priekšlikumu, ir palielinātas eh, tvērums un arī trešās valstis ir iekļautas. Paldies, un nākamais Bogovičs kungs. Švāba kungs, lūdzu, mazliet uzgaidiet. Paldies eh, par man doto vārdu. Uh, Tirzniecības eh, koncentrācija lielo koncernu rokās un uh, lauksaimnieku nostumšana malā ir apvienojusi uh, parlamentu, lai varētu izstrādāt šo lielisko ziņojumu un pieņemtu. Uh, šeit jāpiemina arī Maginas skundzes rezolūcija, pateicoties, kurai šis darbs aizsākās. Un paldies par drosmi un uzdrīkstēšanos Un arī uh, vēlētos pasteikties mūsu bijušajai kolēģe Kastingers kundzei un Austrijas prezidentūrē par to, ka uh, ir strādāts ļoti ātri no visām pusēm, lai šis tiesība akts pēc iespējas ātrāk stājot stātos spēkā. Un dalību valstīm tagad ir dots laiks, lai iestrādātu šo, uh, šīs normas savā uh, nacionālajā likumdošanā un nodrošinātu uh, zemnieku aizsardzību pret negodīgu tirzniecības eh, praksi. Un, ja mums tas izdosies, tad mēs būsim nodrošinājuši nākotnē ilgspējīgo pārtiks piegādes eh, ķēdi. Jo eh, nedrīkstam pieļaut situāciju, kad zemniekiem ir pārtiks ražotājiem ir jāpamēta šis tirgus, jo tikai 18 līdz 20 procentus no gala cenas pārtiks produktiem nonāk zemnieku kabatās. Tā kā nākotnē šī attiecība būtu jāuzlabo. Paldies, nākošā Katarina Gronte Muraina. Viņas nav klāt. Ir klāt. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, kolēģi. Visur Eiropā lauksaimniecības nozāre dzīvo ļoti neskaidrus laikus. Gribu uzteikt tādēļ arī ļoti efektīvu enerģētisko kolēģi Paulo de Castro darbu. Paldies arī kolēģiem, ko, paldies arī komisijai par atbalstu. Tiešām bravo par šo vienošanos, kas ir panākta starp likumdevējiem. Tas ļaus lauksaimniekiem labāk dzīvot no savu darbu augļiem un jo labāk. Uh, izbeigsies tādējādi arī pēdējā brīža līguma izmaiņas vai vienpusē līguma maiņas. Tagad arī mazumtirgotājiem būs jāpiemērojas Eiropas prasībām un ir jāizbeidz ļaunprātīga prākse. Jūs zināt, ka šodien Eiropas lauksaimnieki saņem mazākā ceturto daļu no savas sarežģotās lauksaimniecības prakses. prakses. Tiešām šī proporcija ir nesaprātīga un tas apdraud visas mūsu. Un nozares. Ja mēs vēlamies, lai lauksaimniecības ekoloģiskā pārēja būtu veiksmīga, ir jālīdzsvaro eh, spēka samēri, lai tas nāk par labu mazajiem operatoriem. Šī direktīva tiek ļoti gaidīta. Tas ir pirmais solis, lai vērtības vienlīdzīgi pārvaldītu, pārdalītu piegādes ķēdē. Un es tiešām ceru, ka šī direktīva, kas tikai neapstāsies pie mūsu robežām, ka šī direktīva efektīvi tiks piemērota visās dalībvalstīs. Paldies! Čenkuja bardzo! Paldies! Mums ir tagad uh, mani saraksts ar, ar cilvēkiem, kuriem būtu nepieciešams uzstāties tagad politisko grupu vārdā. Izskatās, ka te mazliet sarežģīs tas viss situācija. Tagad precizēsim. Vispirms aicinu Otmaru Karaskungu, lūdzu. What's happened? Man ir pusotras minūtes eh, uzstāšanās laika. Es biju sarakstā, es esmu sarakstā. Eh, to mēs pārbaudīsim, bet, eh, pār, bet turpināsim tā, kā tas ir eh, manā ekrānā, un tagad tā ir Sofija Ribeiro kundze. un uh, sekretariāts pārbaudīts, kas notiek uz ekrāna. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs ir ļoti svarīgi eh, tagad eh, uz eh, likumdošanas perioda beigām, kad pilsoņi raugās mums, skatās, ko mēs esam izdarījuši viņu labā. Un šis ir ļoti labs piemērs netaisnīgas tirdzniecības prakses novēršana pārtiks piegādes ķēdē. Uh, un galu galā mēs te esam izrādījuši beidzot politisko grupu, eh, gribu kaut ko darīt. Eh, tas nodrošinās lielāku eh, stabilitāti pārtiks ražošanas sektorā un neļaus dominējošiem tirgus spēlētājiem ļaunprātīgi izmantot savas priekšrocības. Uh, Eh, no otras puses, eh, tas palīdzēs aizliegt eh, detaisnīgi tirnetības praksi, piemēram, vienpusēji līguma nosacījumu maiņu, kavētus maksājums. Un, tas pats attiecas arī uz sankcijām, kas tiek paredzētas un uh, ražotāji, kas jūtas neapmierināti ar izniecības praksi, var anonīmi uh, iesniegt sūdzību, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šī anonimitāte uh, tiktu uh, nodrošināta. Es domāju, ka Eiropas uh, parlaments te ir padarījis labu darbu. Liels paldies! Un tagad pēc saraksta, kā tas ir manā ekrānā, Karas eh, kungs, Guifrīds kundze, Kēlija kungs un tā tālāk. Tagad Guifrīdas kundze. E Paldies, lauksaimniecība ir Eiropas saimnības pīlārs. Uh, kas sniedz arī milzīgu finansiālu atbalstu ražotājiem lauksaimniekiem, taču aizvien biežāk kopā ar komerc politikām bieži vien uh, lauksaimnieki cieši no nevienlīdzības, no struktūrāliem trūkiem un arī no lielot mm, tirgotāju negodīgās prakses, un no tā cieši tieši nozares vājākie. Bieži vien viņi uh, reaģējis atceļoties tieši pret mums, pret Eiropas, kas viņu pār, viņus pārstāv ar šo direktīvu. Mēs konkrēti parādām, kā pusē mēs esam, esam lauksaimnieku, ražotāju, patērētāju pusē. Atbalstām dienvidus un reģionus, arī man reģionu Sicīliju, kur galvenokārt ekonomika veido lauksaimniecību, lauksaimniecības preces. Um, tā ir izcilība un tā ir jāatbalsta, pateicoties. Uh, arī De Castro kungam, komisijas darbam un mēs, kas vienmēr cīnāmies par mazo lauksaimnieku interesēm, kas ir mūsu lauksaimniecības nozares galvenie simboli. Paldies! Pan Karas, bardzo prošu! Nu, tagad Karas kungs lūdzu, priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Mūsu Eiropas likumdošanas modelis ir uh, sociāli ekonomisks tirgus modelis. Un uh, tāpēc mēs šeit esam pieņēmuši tiesību aktu, uh, kas ļautu aizsargāt vājāko ķēdes uh, posmu pārtiks piegādes ķēdē un aizsargāt pret lielajiem uh, spēlētājiem. Uh, Un mums vienreiz ir jāpārtrauc netaisnīgā tirdzniecības prakse, ko realizē lielie tirgus spēlētāji pret eh, lauksaimniekiem. Un mums ir eh, jārīkojas gadījumos, kad notiek uh, izmaiņas eh, no eh, līguma nosacījumiem, tiek kavēti eh, maksājumi, kas galu galā apdraud lauksaimnieku ekonomisko izdzīvot spēju. Un tieši tādēļ ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi un jāaizsargā un jānosaka uh, likumā mm, šāda taisnīga tirzniecības tirdzniecības prakses ievērošana. Uh, ir ļoti labi, ka mēs nodrošinām lauksaimniekiem iespēju uh, sūdzēties anonīmi uh, strīdu izskatīšanas uh, procesā. Un paldies arī uh, padomēji uh, par uh, pienesumu, uh, lai vienreiz liktu punktu netaisnīgai tirzniecības praksē lauksaimniecības uh, produkcijas jomā. Esmu saņēmis skaidrojumus, ka mūsu sistēma ir ierobežota tādā veidā, ka tautas partijas grupai vienmēr jābūt augstākai par citām. Un tāpēc tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams turpināt mūsu diskusiju saskaņā ar sākotnējo sarakstu, un tad līdz ar to tagad ir Šāns Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, nu, Es neesmu lauksaimniecības komitejas loceklis, bet nākot no, nāk no īrijas, kas ir lauksaimnieciska zeme. Un pirms dažiem gadiem es apmeklēju vairākas eh, sanāksmes kopā ar eh, Karacu Bilcu un eh, Magines kundzi, kur jau tika runāts par šiem jautājumiem. Un tagad es vēlētos pateikties Hogan kungam. Viņš tiešām uzņēmās šo darbu, daudz cilvēku viņam toreiz net uzticēja. Un jāsaka, taisnīgums uh, ir uzvarējis, un mēs varam būt priecīgi par rezultātu. Uh, mēs tiešām esam vēršies pret netaisnīgu tirdzniecības praksi, uh, kur tiek pārkāpt līguma noteikumi, kur tiek kavēt maksājumi par ātrbojīgiem uh, produktiem un citiem produktiem. Un Nikolson kungs teica, ka tas viss ir labi, bet Tas ir jāien, jāizteno atbilstoši dalību valstu līmenī, lai nodrošinātu to, ka lauksaimniekiem no tā ir kāds reāls labums. Un eh, domājot par eh, savu valsti sliktu laiku, Brexitu, eh, cenām, kas krītas, uh, Nu, ja parlaments un padome un komisija atbalstīs lauksaimnieks un efektīvi rīkosies, tad esmu pārliecināts, ka tieši tāpat notiks arī Brexita gadījumā. Jā, Aņokunga, Agņokunga um, prognoze ir uh, pareiza un piepildīsies, tad tas būs labākais arī izcinājums. Paldies, Pētirs kundze, nākamā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs. Jautājums eh, par eh, netaisnīgu tirniecības eh, praksi, par lauk, zemnieku aizsardzību pret negodīgu tirniecības praksi Eiropas Savienībā Um, nu, jāsaka, negodīgas tirdzniecības prakses uh, rezultātā uh, rodas zaudējumi vismaz 10 uh, miljārdu eiro apmērā Eiropas Savienībā katru gadu. Un šī problēma ir uh, ļoti sāpīga, un ja tā netiks satrisināta, tad tas var apdraudēt uh, vispār mūsu apgādi ar kvalitīvu pārtiku un e, jāatceras, ka lauksaimniecībā nodarbināties saņem e, vismazāko uh, atalgojumu no visām nozarēm. Un zemnieki ir tie, kas nodrošina pārtiks ražošanu un uh, no otras puses ir jānodrošina viņu pozīcijas aizsardzība. Uh, pret situācijām, kad tiek mainīti eh, līguma noteikumi, tiek kavēti eh, maksājumi, un lauksaimnieki paši nevar atrisināt šos jautājumus. Tā kā es eh, ceru, ka tas pietiekami ātri iziesies cauri trilogiem. Un jāsaka, ka lauksaimnieks šeit ir centrālajā pozīcijā un gal galā viņš ir tas, kura izdzīvoša šajā tirgu ir jānodrošina. Paldies un nākošais Švāba kungs. Priekšsēdētā kungs, eh, komisāra kungs, es ļoti atvainos, ka es nedaudz uh, nokavēju, bet man bija jāpiedalās balsošanā uh, eh, tautsveidniecības komitejā. Tādēļ drusku nokavēju. Nu, protams, es domāju, ka. ir skaidrs, ka ir jāstiprina mazo lauksaimnieku, mazo ražotāju pozīcijas. Uh, Un uh, liels paldies tā par šo te um, direktīvu un uh, paldies referentam Paulo de Castro. Taču es gribētu skaidri pateikt, ka šī uh, direktīva nav perfekta visās jomās. Uh, piemēram, šeit. Uh, trūkst, piemēram, skaidrs definīcijas, kas tad ir MVU Un iespējams, ka mums ir vajadzīga plašāka definīcija. Un tad mēs vienmēr jautājam, vai ir nepieciešams aizsargāt eh, šīs te noteiktās uh, uh, ražotāju kategorijas. Bet, lai to izdarītu precīzāk un labāk, mums tam būtu bijis tomēr vairāk laika. Bet, ja mēs runājam par eh, šīs eh, direktīvas tālāku attīstību un eh, pilnu harmonizāciju, tā, tas būtu daudz labāk nekā pieļaut atšķirības katrā dalību valstī. Un, cienījamie kolēģi, mēs atbalstām šo te tiesību aktu, bet, eh, protams, ka mums ir jāvēro, kā šīs tiesība akts attīstīsies nākotnē. Paldies. Šobakungs, vai jūs būtu gatavs pieņemt zilās kartītes jautājumu no Moja kunga? Jā? Ja? Tad lūdzu, jūs varat uzdot jautājumu. No. Nē, tomēr nē. Ne? Nebūs jautājumu. Tad labi, tad es aicinu attīstības komitejas uh, vārdā Lindu Makavenu. Thank you, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētā, ka daudz jau atzīmē šī ir likumdošana, uh, par ko mēs esam cīnījušies vairākus gadus, un paldies, ka tā beidzot ir uz galda, un paldies, Paldi Kastro, par to, ka tas beigās viss ir noticis līdz mūsu mandāta beigām un pirms Brexita. Uh, Es runāju attīstības komitejas vārdā, un mums svarīgākā lieta ir tā, lai šī likumdošana attiektos ne tikai uz mūsu lauksaimniekiem, bet arī uz uh, lauksaimniekiem uh, dienvidu puslodē. Vienkārši Padomājiet par to, ka, piemēram, banāna audzētāji saņem uh, eh, 9-10% no visiem ienākumiem. Pastieties, ka kakao ražotājiem kritums 10-15% cenās pagājušajā gadā. Bet, ja kaut kur krītas cenas, kāds spēlna naudu un tie nav uh, zemnieki. Šis ir labs uh, tiesību akts un paldies visiem, kas par to cīnījās paldies uh, Tradecraft uh, un citām organizācijām, kooperatīvajām kustībām. Un cerams, ka jaunais parlaments turpinās uh, strādāt arī citās jomās attiecībā uz konflikta minerāliem, kakao, tirgu un tā tālāk. Lielas paldies, un tagad mums ir brīvais mikrofons, un vispirms aicinu Nekova kungu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. sarunu rezultāts par, šī, par šo jautājumu ir uh, lielisks sasniegums mūsu zemniekiem. Tas skaidri parāda, ka mēs esam gatavi pielikt galu uh, baiļu faktoram, jo arvien vairāk aizliegtu prakšu šobrīd ir iekļauts sarakstā. Un tas ir solis uz priekšu. Ir ļoti daudz gadījumu, kad negodīga tirzniecības prakse tiek aizliegta, piemēram, atliktais maksājums vai arī maksājuma kavējumi un citu līdzīgi pasākumi. Ir norādīts, ka nedrīkst kavēt maksājumu vai arī nepamatoti atteikt maksājumu. Es aicinu visas dalībvalsts, arī Bulgāriju, izstrādājiet labus mehānismus, lai varētu šo direktīvu īstenot. Lielas paldies! Un tagad es aicinu Notis Marijas kungu. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Netaisnīga tirzniecības prakse ir vienmēr bijusi ļoti liels uh, strīdu ābols starp uh, zemniekiem un tirgotājiem. Tagad mums ir beidzot noteikumi, kas nodrošināt to, ka lauksaimnieki netiek ļaunprātīgi izmantoti. Aptuveni 20% no cenas varētu iet tieši lauksaimniekiem. Šī tirzniecības ķēde, kas eksistē visās jomās, un notiek arī liela tirgotāju, no liela tirgotāja puses zemnieku aizmak, E, izmantošana, tad vēl arī tas, ka netiek laicīgi maksāt un zemnieki nonāk absolūtā atkarībā un ir nepieciešams no šādas vienpusējas netaisnīgas prakses atteikties. Mm, skaidrs, ka mums ir jāatbalsta, bet jāatbalsta arī daudz plašāk. Piemēram, ir nepieciešams arī, lai bankas izsniegtu labus kredītus, izdevīgus kredītus, lai varētu nodrošināt ražošanu. Un tagad lūdzu Hilde Vārtmans skundze. Paldies, priekšsādātā kungs, cienījamie kolēģi! Nālos pateikties komisaram Hoganam. Manuprāt, šī direktīva bija ārkārtīgi svarīga visiem zemniekiem Eiropas Savienībā, tā lai viņi varētu izdzīvot. Nu, beidzot, mēs varam tiešām pabeigt darbu pie šīs direktīvas. Mums šobrīd ir uzskaitīta 16 negodīgas komercprakses. Būtu nepieciešams darīt visu, lai mūsu zemniekiem būtu vienādas tiesības, respektīvas, kas ir saistīts ar līgumu pārtraukšanu vai arī li līguma nosacījumu grozīšanu, lai nebūtu tādi vienpusēji līgumi. Komisāra kungs, dāmas un kungi, sākot ar 2017. gadu, kad uh, Mums ir pieejami rezultāti. Aptuveni 8% no aptaujātajiem teikuši, ka ir nepieciešams palīdzēt zemniekiem tā, lai viņi varētu būt spēcīgāk pārstāvēti pārtiks tirzniecības ķēdē. Un to mēs arī darām šobrīd. Lielas paldies visiem! Tagad lūdzu Miguel Viegas kungs. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Portugāles zemnieki šobrīd saņem tikai 20% no gala cenas. Mēs zinām, ka lieli tirzniecības uzņēmumi bieži vien ir tādi kā patiesi mežoņi, jo viņi kontrolē cenas un viņi visu laiku mēģina nospiest, protams, šīs iepirkuma cenas uz leju. Un pēdējos gados mēs neesam neko darījuši lietas labā. Tagad beidzot mums ir direktīva, kas var palīdzēt kaut ko darīt lietas labā. Priekšlikums noteikti iekļauj arī pozitīvus aspektus, bet šķiet, ka būtiskāko tas tomēr nerisina, jo ir nepieciešams iekļaut pilnīgi visas izmaksas. Un ir svarīgi, lai lauksaimnieki tiešām varētu galu galā baudīt tādu uh, dzīves līmeni, ko viņi ir pelnījuši. Paldies! Lielas paldies! Un tagad lūdzu Moja kundze. Un vēlos arī teikt, ka jā, ka Moja kundze uh, ar zilās kartītes palīdzību mēģināja pateikt, ka viņa vēlas uh, piedalīties brīvajā mikrofonā, nevis uzdot jautājumu, bet tagad lūdzu Moja kundze. No, kad vai? Arī brīvā mikrofonā nē? Jā, jūs, jums tiek dots vārds, lūdzu. Jā. Uh, es atbalstu šo direktīvu. Pēc tik daudz gadiem visbeidzot uh, tiks aizsargāti lauksaimnieki no netaisnīgās tirsniecības prakses, no lielo uh, tirsniecības kompāniju puses. Un tas arī uh, Gribu norādīt, uh, ka, uh, kas līdzīgs notiks arī Sardīnijā reģionā, no kurienes esmu, vēlos paust solidaritāti uh, visiem, kas cietuši no šīs situācijas un ceru, ka direktīva arī tad nodrošinās vienlīdzīgus teikumus strādājošiem, kas ir strādājuši ilgi bez šīs atzīšanas. Paldies! Katarina Kiņš. Lielas paldies! Tagad lūdzu Katarina Kiņši. Grazie. Pateicos priekšsēdētāji, pateicos komisāru kungs, vēlos apsveikt Kastro kungu par šo ziņojumu. Lauksaimnieki, lauksaimnieks preču ražotāji, kā zināms, ir mazāk aizsargāti un arī pakļauti netasnīgai tiesniecības praksei. Lauksaimniecības eh, tirgu ir milzīgi nevienlīdzības ar maziem lieliem operatoriem. Lielie uzspiež savus eh, noteikumus. Uh, um, ignorējot uh, godīgu tirzniecības praksi un arī apdraudot to piedāvāto preču kvalitāti. Pateicoties šai direktīvai, par ko šodien diskutējuma, vismaz būs minimālai kopīgais kontrols pasākums visā Eiropas Savienībā. Uh, aizliedzot 16 negatīvās tirsniecības prakses, ko vienpusēji uzspiež partners otrai līguma parakstītājam, piemēram, kas attiecas uz pasūtījumu atcelšanu pēdējā brīdī vai, piemēram, neko e, kā vai tiem maksājumiem tam līdzīgi ir arī stiprināts sadarbības ar nacionālām iestādēm, ar e, parāku prākse, lai varētu pēc iespējas uh, um, vienādāk piemēro direktīvas noteikums, kuru mērķis ir aizsargāt lauksaimnieks un nodrošināt kvalitatīvus lauksaimniecības produktus. Paldies! Bardzo, paņi. Liels paldies, un tagad lūdzu Olga Sehnalovas kundze. Paldies par iespēju izteikties priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Mēs šeit runājam par pirmo kopīgo Eiropas Savienības normatīvo aktu, kas uh, atzīst, ka zemniekiem ir uh, neizdevīgāka situācija salīdzinot ar lieliem tirgotājiem, un tagad mums ir iespēja darboties, sākot ar to uh, Maginesas kundzes uh, iniciatīvu 2016. gadā, un tagad, protams, ir pēdējais brīdis, lai kaut ko darītu lietas labā. Mums ir svarīgi uh, aizsargāt mūsu zemniekus, lai nebūtu iespējams pēdējā brīdī atteikt pasūtījumu mūsu valstu iestādēm būs jāsadarbojas, lai varētu zemniekus aizsargāt. Mēs nevaram salīdzināt pozīcijas, kurās atrodas saruna biedri, un ir svarīgi ņemt vērā šo situāciju. Lielas paldies visiem, kas ir palīdzējis sasniegt šo rezultātu. Paldies, un tagad deputāti ir pabeiguši savu uzstāšanos, un es skatos uz komisāra kungu, uz Hogana kungu. Vai jūs varētu izteikties komisijas vārdā, lūdzu? Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Esmu ļoti gandarīts, ka ir tik plašs atbalsts tam risinājumam, kas ir panāks pagājušajā gadā decembrī, un nepacietība gaidu arī rītdienas balsēm. Dekastro kungs ļoti pareizi teica, ka šis Eh, normatīvais aks, akts aizsargās 100% eh, no eh, Eiropas Savienības zemniekiem, un tas varēs aizsargāt arī 97% uzņēmumu, kas darbojas lauksaimniecības sektorā. Ir ļoti plašs politiskais sektors. Agņokungs pārstāv vienu uh, daļu no tā, un arī daudzi citi. Jā, es zinu, ka viņiem ir jūtas par šo jautājumu, bet jebkurā gadījumā uh, pēc mējas, pret mējas kundzes vienošanos tagad pārstāvi palātā notika balsojums. Jā, es skatos, ka viņš, ka viņš tagad vicinās zilo kartīti, bet īstenībā ka tas ir pateicoties jums notiek šīs balsojums pret uh, Eiropas Savienību. Jums bija daudz laika, lai varētu savu viedokli paust. Vēl viena lieta ir Katīs Katīkunga ziņ, eh, uzskats izskatās, ka viņš runā savas grupas vārtā. Viņam ir tāda ļoti izolēta nostāja, un viņš atbalsta e, tos stipros, nevis vājos. Esmu ļoti pārsteigts par šādu politisko e, viedokli. E, ekstrēmi sociālistiski e, viedokļi tiek pausti it kā, bet te pašā laikā mēs varam šeit palīdzēt tiem, kas ir vāji, cīņā pret tiem, kas ir stipri. Un Šinfēna kungs uh, neatbalsta to. Un tagad politiskā nostājā ir tāda, ka tie, kas ir uh, lielie tirgotāji, tie tiek vairāk aizsargāti. Labāk būtu palīdzēt tiem, kas, kuri tiešām ir mazi. Kā tik kungs, neviens nesaka, ka šī būs tāda panacēja, lai varētu atrisināt visus jautājumus, bet šis ir minimāls harmonizēšanas līmenis Eiropas Savienībā un dalība valsts arī īrija, ja vien jūs varēsiet viņus pārliecināt, viņi varēs darīt vairāk lietas labā. Dalība valstīm ir visas tiesības paplašināt aizsardzību un es ceru, ka daudz to darīs arī, piemēram, Francijā, kā pieminēja deputāti no Francijas. Ar uh, Eiropas parlamenta palīdzību mēs esam izmantojuši izdevību, lai varētu nākt klajā ar šo normatīvo aktu. Un Nikolsona kungs ļoti pareizi teica, un arī Agilēras kundze runa šeit ir par zemnieku uh, aizsardzību. Un kaut kur ir jāsāk, un Magineses kundze un Agilēra kundze un citi ir teikuši, ka komisijas priekšlikums nāk klajā ar uh, ļoti labiem priekšlikumiem, ko atbalsta arī paši zemnieki, tā lai mēs varētu vājos aizsargāt attiecībās ar stipriem. Zemnieki pārtikas piegādes ķēdē ir vājie, un aptuveni 96% no respondentiem mūsu sabiedriskajās konsultācijās teikuši, ka mums tas ir jādara. Haibelers kundze, jums ir visas tiesības grozīt konkurences noteikumus, jūs to mēģinājāt darīt arī trialogā, bet varu teikt, ka mēs pēdējos gados esam ļoti daudz ko izdarījuši, piemēram, arī omnibus uh, normatīvojas aktos mēs esam daudz ko panākoši, un turpmākajos gados tas viss tiks publiskots, bet realitāte ir tāda, ka šobrīd mums ir priekšā uh, visas iespējas, bet mēs varēsim kaut ko panākt tikai tad, ja dalību valsts uzņemsies atbildību. Eiropas Savienība ir izdarījusi savu daļu, Tagad mums ir nepieciešams panākt to, lai šīs direktīvas transponēšana noteiktu stabili un precīzi, un lai visi noteikumi tiktu ieteikti. Zonas kundze un citi, jūs runājat par to, ka mums ir nepieciešams laiks, lai varētu izskatīt komisijas priekšlikumu, bet uh, vēlos teikt, ka šis priekšlikums bauda komisijas atbalstu. Arī 2015. gadā, kad mums bija lielas krīzes un, not, un mēs uzklausījām runu, uh, par uh, situāciju Eiropas Savienībā, tad uh, mm, mums. Uh, uh, tad mēs jau runājām par to. Ļoti ambiciozs priekšlikums šobrīd ir izstrādāts. Uh, mēs esam panākuši kompromisu, un uh, bija arī ietekmes izvērtējums, ko komisija ir pasūtījusi pirms nākt klājā ar šo priekšlikumu. Tāpēc varu teikt, ka mums nebūtu nepieciešams kaut kādā veidā baidīties uh, no tā, ka kāds būs pret, ja vien pārtikas ķēdē viss darbojas pareizi, tad viņam nav no kā baidīties. Lielas paldies, komisārkungs! Paldies, un tagad referenta vārds uh, Paulo de Gastrokungam. Paldies, priekšsēdētāji! No sirds paldies visiem kolēģiem par komentāriem, un vēlreiz vēlos arī pateikties komisāram Hoganam, kurš tiešām tik apņēmīgi aizstāv Eiropas parlamentu. Jā, Bez komandas mums nebūtu izdevies. Tikai astoņus mēnešus pēc uh, priekšlikumā publicēšanas uh, līdz vienošanai decembrī grib arī atgādināt vienprātības balsojumu lauksainiecības komitejā. Un te sagaidu arī pozitīvu balsojumu no visiem kolēģiem, arī kolēģi, kas gribēja vairāk, un kolēģi, kuriem maz nebija tik daudz, kuri vispār nevēlējās šādu direktīvu. Kolēģi, šī tā Eiropa, kur mēs gribam. Uh, Eiropa, kas atbalsta vājākos uzņēmumus, aizsargā patērētājs ar caurskatāmiem noteikumiem, garantējot kvalitāti. Piekrītu vēlreiz. Magīnes kundzei, šis ir pirmais solis. Tas ir pirmais solis, mums ir labi jāspēr šis pirmais solis, labi jāpiemēro šī direktīva. Gribu atgādināt arī, ka direktīva arī. Jo, um, ļauj attīstīties vēl nacionālajai likumdošanai. Atgādināšu viņu kungam, ka IA Britu uzņēmumi tiks vairāk aizsargāti ar šo likumdošanu, jo viņi uzņēmumi tiks aizsargāti, kad viņi eksportēs uz citām valstīm. Paldies arī Makāvienas kundzei, jo viņi atgādināja vienu svarīgu aspektu, par ko esam lepni. Šī direktīva piemērojas arī trešajām valstīm. Uh, un maziem ražotājiem, kas iespējams arī cieši šeit Eiropā no negodīgas tīrzniecības prakses. Godētais Fil, godētais komisāra Hogan, ar šo direktīvu esam panākuši veikt un izdarījuši nelielu brīnumu. Visas politiskās grupas atbalsta um, šo direktīvu, izņemot Makartī kundzi. Es ceru, ka rīts būs viņai gudrāks par vakaru. Un arī tad tiešām varam būt lepni par šo un cerams, ka līdzīgi brīnumi notiks arī nākotnē. Paldies Tikāstro kungam, noslēdzam diskusijas, debates notiks rītdien un tad lai jums veicas. Un tagad darba kārtībā paredzēts kopīgas debats par Vietnamu. Vicepriekšsēdētājs ieteikums brīvprātīgi partnerattiecību nolīgums starp ES un Vietnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību. Un ziņojums arī Heidi Hautala - brīvprātīgi partnerattiecību nolīgums starp ES un Vietnamu par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību. La parola alla relatrice. Vārds vicepriekšsēdētāja Hautals kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji, esmu tiešām ļoti gandarīta, ka varu teikt, ka brīvprātīgi partnerība partnerattiecību nolīgums starp ES un Vietnamu ir lielisks piemērs, kā var apvienot tirdzniecības instrumentu ar ilgspējīgu attīstību. Te ir arī cieši saistības starp šo uh, brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu uh, ar Vietnamu. Uh, un Eiropas Savienības un Vietnamas brīvās tirzniecības līgumu, 13. nodaļu e, šajā līgumā, kur joprojām ir jāratificē. Un tur ir atsauce uz šo brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu. Tā kā tas ir lielisks instruments, lai varētu e, risināt pārvaldības trūkums ne tikai mežsaimniecības sektorā, bet arī Eh, valsts sistēmā kopumā. Un šeit es runāju par muitas funkcijām, robeža apsardzes darbu un tā tālāk. Vietnama šobrīd ir trešā valsts Āzijā, kura ir uh, sākus sarun, sarunas par. Um, brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu ar Eiropas Savienību. Un es tiešām eh, priecājos, ka viņi uh, ir apņēmības pilni izslēgt eh, nelegāli izcirstu koksni. Eh, un es pati apmeklēju Vietnamu un redzēju, ka viņi eh, mm, izvērš par vienu no lielākajiem koksnes eksportētājiem pasaulē un arī pārstrādātājiem. Tādēļ ir jāraugās, lai visa produkcija būtu iegūta tikai no likumīgi izcirstiem mežiem. Un tiešām Vietnama uh, ir jāraugās arī uz to, lai no Kambodžas realizē, piegādātā nelegālā eh, koksne uh, eh, nenonāktu tirgo. Ir ļoti satraucoši, ka Global Witness ir uh, atklājis, ka Kongo Demokrātiskajā republikā pieauga uh, nelikumīgi izcirsto mežu tirzniecība un arī īstenošanas uh, laikā, kad uh, ieviesīsim brīvprātīgo partneru attiecību nolīgumu ar Kongo, uh, tas tik ņemts vērā. Vietnama strādā pie tā, lai reāli uh, tiktu. Um, apturēts nelikumīgi izcirsta meža eksports. Un e, tāpēc es sagaidu, kā Vietnama ātri un efektīvi īstenos savu uh, mežu likumdošanu, un Eiropas Savienība ir gatava šeit viņiem palīdzēt. Priekšsēdētāji ir ļoti liels e, troksnis. Jā, godētie kolēģi, kolēģi, vai jūs varētu lūdzu pāmest Lenārs Aids zāli bez trokšņa. Vicepriekšsēdētāja Hautala runā, uzstājas ar savu ziņojumu. Tiešām paldies par jūsu sapratni. Jā, paldies priekšsēdētāji par šo. Eiropas Savienībā no savas puses jānodrošina pietiekami re resursi, lai atbalstītu Vietnamu, kamēr tā e, īsteno savas reformas. Eiropas Savienība arī izstrādāja jaunu rīcības plānu par e, mēžu degradāciju. Uh, un inovācijām, kādas ir nepieciešamas, lai atrisinātu mežu izsiršanas problēmas pasaulē. Un problēma kļūst ar vien aktuālāka, jo ir pieaugusi zinātniskā izpratne par mežu ietekmi uz klimatu pārmaiņām. Tāpēc Tā, tāpēc ir skaidrs, ka ir nepieciešami tiesiski instrumenti, lai cīnītos pret mežu iznīcināšanu pasaulē. Uh, Uh, un īpaši tas būtu attiecināms uz uh, to piegādes ķēdi, kas ir saistīta ar produkciju, kas tiek sūtīta uz Eiropas uh, Savienību. To pašu būtu jādara arī ar palmu eļu, kakao ko un kafiju. Vietnamai, protams, ir liels darbs veicams pēc ratifikācijas, kuru es sagaidu rīt. Vietnamā būs jāpild visas uzņemtās saistības. Man ir pilna pārliecība, ka Vietnama nopietni uh, veiks šo darbu, un, eh, protams, tas nevar būt tikai eh, ķeksīšu ievilkšanas vingrinājums. Eh, tad, kad mēs būsim pārliecināti, ka Vietnamas produkcijā nav nelegālas izcelsmes koksnes, mēs attiecīgi varēsim piešķirt visnepieciešamās licences Vietnamai. Paldies, kolēģis, jūs nepārtraucu ātrāk, jo nevēlējos saīsināt jūsu uzrunu. Bet pēc jūsu aicinājuma tad es arī reaģēju. Un tagad uh, vārds uh, komisāra Mānsip kungam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie dāmas kungi deputāti. Man ir prieks būt šeit uh, šodien un piedalīties debatēs, kur noslēdzam pārskata procesu par uh, Eiropas pilsoņu iniciatīvu, saka Ancip kungs. I'm so sorry, replacing two persons. Atvainojiet, aizstāju divas personas aizstāju savu kolēģi un sajaucu nedaudz jautājumus. Lai nu kā. So tiešām atvainojiet. Sekomisāra kungs, godātie mm, dāmas kungi deputāti, Eiropas Savienības un Vietnamas brīvprātīgās partnerattiecības nolīgums ir ļoti svarīgs stūrekmens mūsu attiecībās ar Vietnamu. Tas ir ļoti svarīgs solis arī mūsu ceļā, mūsu cīņā pret nelegālo meža izciršanu, nelegālo koksni kā arī ļoti svarīgs pasākums eh, Eiropas Savienības ilgtspējai meža likuma īstenošanai, pārvaldībā un tirzniecības jomā. Šis ir pirmais brīvais brīvprātīgās partnerittiecības nolīgums, kas ir parakstīts ar valsti, kas ir ne tikai svarīga eksportētāja valsts, bet kas arī ļoti daudz koksni importē. Vietnama atrodas pasaules koksnes tirzniecības centrā. Tādēļ brīvprātīgais partnerittiecības nolīgums ar Vietnamu, tad, kad tas tiks īstenots un būs darboties spējīgs, radīs lielu potenciālu, lai būtu Mm, tam ļoti labas sekas ne tikai Vietnamā, bet arī ārpus Vietnamas robežām. Tam būs arī pozitīvi vidas, sociālajie un ekonomiskie eh, labumi. Arī Vietnamas tautā man ir prieks redzēt, ka Eiropas parlaments arī vienojas, eh, ir viensprāts arī ar šo izvērtējumu, eh, jo šodien izstrādāts un piedāvāts divas rezolūcijas. Var tikai atgādināt dažus no svarīgākajiem punktiem, kas ir atrodami šajā ziņojumā. Vietnama ir veikusi ievērojumu progresu kopš sarunu sākuma. Un viens no lielākajiem sasniegumiem bija atvērta un konstruktīva uh, visu līdzdalība šais sarunās. Visi, kuri ir ļoti spēlē svarīgu lomu šajā procesā, un mēs cerams, ka tā tas arī turpināsies īstenošanas posmā. Vietnama ieviesies obligātas uh, pasākumus uh, koksnes. Uh, importētājiem. Esam lepni par šo sasniegumu, bet arī saprotam, ka tas būs mūsu pienākums nodrošināt to, lai īstenošana nedod arī, arī kaitējumu augstajiem standartiem, kas ir atrunāti mūsu Eiropas Savienības koksnes regulā. Importu legalitāte, īpaši imports no Kambodžas. Uh, ir bijis debašs centrālais jautājums un pamatoti tā. Mēs noteikti turpināsim uzraudzīt situāciju ļoti cieši, taču būtu arī jāatgādina, ka importa kontrolas ir tikai viens no visaptverošās sistēmas elementiem, lai nodrošinātu koksnes legalitāti un lai tas ietu tālāk par importu centriem. Te runā ir arī par mežu, izšķir, eh, mežu izciršanu, apstrādi un eksportu. Tad, nu, šī nolīguma rezultātus mēs izvērtēsim raugoties, eh, kā piemērosies šī koksnes legalitātes sistēma kopumā. Bez tā nevar notikt taisnīga un legāla visas koknes, koksnes licencēšana. Es atbalstu šo nolīgumu, kas arī izriet no Eiropas parlamenta rezolūcijām. Priekšsēdētājums, godētie dāmas kungi deputāti, es sagaidu mums interesantās debates par šo ļoti svarīgo nolīgumu. Paldies jums, komisāra kungs! Un tagad attīstības komitejas vārdā mm, Zaradilkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! kā referents Deve komitejā. Es esmu pilnībā atbalstējis šo brīvprātīgo partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Tas ir ļoti noderīgs uh, nolīgums un arī inovatīvs, un loģika šeit ir uh, pilnībā saprotama, jo Vietnamā eksportē uz Eiropas Savienību ļoti plaši, arī uz Japānu un Ķīnu, un uh, šis uh, nolīgums būs uh, nākotnē ļoti labs. Uh, instruments, lai varētu cīnīties pret nelegālo tirzniecību un veicinās ilgspējīgu koksnes tirzniecību. Vēlos uzsvērt vienu lietu. Esmu no vienas puses gandarīts par to, ka mēs slēdzam šo līgumu, bet te pašā laikā uh, nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību un Vietnamu par brīvu tirzniecību šobrīd mums uh, šajā jautājumā uh, ir aizkavējumi, esmu referents šajā jautājumā, un tad varbūt komisija varētu kaut kā veicināt to, lai Rumānijas prezidentūra varētu šo jautājumu virzīt uz priekšu, lai mēs varētu jau šajā sasaukumā balsot par to. Paldies, Zahradilkungs. Un tagad sāksim ar politisko grupu pārstāvjiem ETP. Grupas vārdā Valēs kungs lūdzu minūti. Uh, Cienījamie kolēģi, mēs atkal runājam par tirzniecības noliegumu, un šis būs pēdējais šajā parlamentārajā sasaukumā pēc Japānas un Singapūras. Ļoti labi, ka mēs atveram uh, savu tirgu augstā līmeņa tirzniecībai. Esmu vienmēr runājis par to, ka tirzniecības nolīgumi ir ļoti pozitīvi, jo tie veicina mūsu uzņēmumu konkurētspēju un rada arī iespējas uh, nodrošināt investīcijas ārpus Eiropas Savienības. Uh, Vēlos atkal un atkal to uzsvert, ka šādi procesi ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir jābūt lepniem, ka tagad mums ir aptuveni 17 uh, privileģētās tirzniecības nolīgumus. Tas veicinās ekonomisko izaugsmi, bet tā ir arī iespēja veicināt mūsu vērtību pārņemšanu, arī, piemēram, vidas aizsardzību un sociālos jautājumus. Uh, Eiropas parlamentam būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk atbalstīt uh, šo nolīgumu, lai mēs varētu koncentrēties uz šī līguma ieviešanu un uh, gūt labumu pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Un tagad sociāldemokrāta vārdā Džils Kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! komisāra kungs, Hautels kundze, es varu apsveikt jūs ar šo ziņojumu. Mēs tagad runājam par to, ka importēsim un eksportēsim tikai to koksni, kas ir iegūta legāli. Un tas ir sevišķi svarīgi ar tādu valsti, kas ir viena no līderiem uh, šajā jomā. Uh, Meža platība samazināšana ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc uh, klimata pārmaiņas notiek, un ja mums nav šāda veidā vienošanos, tad mēs nevarēsim panākt Parīzes mērķus. Taču man ir jautājums komisijai. Pirmam kārtām ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk risināt reģionālo dimensiju nelegālajā mežu izceršanā. Un tāpēc kāda ir komisijas priekšlikumi, lai risinātu tādu piegādātāju valstu piegādes kā Laos un Kambodža, kā ir ar citām valstīm, kas darbojas šajā uh, koksnes tirzniecības jomā, un arī runājot uh, ar Japānu par uh, tirzniecību, vai arī šajā, šajā sarunās uh, koksnes tirzniecības jautājumi ir atrisināti. Un tagad Aldis vārdā Katainen skundze, lūdzu, pusotru minūti. Kiitoksia puhemies, kiitokset Heidi Hauto. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Heidijai Hautolai. Mums ir nepieciešams mazināt mežu izceršanu, jo tas palīdzēs arī sasniegt klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus. Mums ir jādomā ilgtermiņā, jādomā par globālo perspektīvu Un tā pašā laikā ir jāņem vērā arī tas, kas notiek uh, nacionālā līmenī, lai Eiropas Savienībā mums būtu uh, labas iespējas cīnīties pret mežu izciršanu. Piemēram, Somijā mums ir labi piemēri. Esmu gandarīta, ka mēs varam tagad uh, noslēgt šo partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vietnamu, jo Vietnama šeit apņemas, uh, ka tikai legāli iegūtā koksne tiek uh, sūtīta uz Eiropas Savienību. Tas, protams, skar arī kaimiņu valstis, kas atrodas uh, blakus uh, Vietnamai. Esmu par to, lai starp Eiropas Savienību un uh, Vietnamu būtu moderns partnerattiecību nolīgums, jo tas radīs arī jaunas darba vietas Eiropas Savienībai. Tas būtu ļoti pozitīvi, jo tirzniecības nolīgums varēs pēc iespējas ātrāk stāties spēkā, un tad mēs varēsim ievērot standartus. Tagad goja vārdā lūdzu Šalckungs. Bite. Tankā prezident. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs. Uh, Eh, mūsu uh, politiskā grupa atbalsta nolīgumu noslēgšanu par uh, ilgspējīgu uh, mežastrādi un līgumu noslēgšanu ar Vietnamu. Tas tiešām varētu kalpot kā piemērs, kā vienlaicīgi var būt ekonomisku labumu aizsargāt dabu un apkarot klimata pārmaiņas. Un tas atļaus arī sasniegt ANO ilgspējīgas attīstības mērķus līdz 2030. gadam. Vietnamai gan vēl ir daudz grūta darba jāpaveic, lai pilnībā izskaustu nelegālu tilzniet, tirniecību ar um, nelegāli izcirstu koksni. Uh, Tāpat laikā tai ir jāraugās arī uz uh, partneriem uh, Āzijā uh, un Āfrikā un jāatbalsta tie ar ekspertiem, ar uh, finanšu līdzekļiem, lai varētu uh, apkarot nelegālo tirzniecību. Uh, Jo e, jāsaka, ka ANO joprojām lēš, ka neiekasētie nodokļi no nelikumīgas koku izciršanas sastāv 15 miljārdus eiro gadā. Un mums tiešām ir jāveido e, tāds e, modelis, kas varētu nodrošināt ilgspējīgu attīstību nākotnē. Un nākošais Fronzulikas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Es vēlētos pasvītrot, ka Vietnama ir otrs lielākais tirzniecības partneris Dienvidaustrumāzijā un arī e, viena no vistraujāk augošajām valstīm šajā reģionā. Šis nolīgums uh, nāk pēc daudziem e, līdzīgiem nolīgumiem, kas ir noslēgti ar Āfrikas un Āzijas valstīm. Un DV vārdā es gribētu uzsvērt, ka es atbalstu šo nolīgumu. Ir jāpatur um, prātā arī uh, e, pamatiedzīvotāju kopienas. Un ļoti bieži uh, e, tās ir pakļauts. Uh, ekonomiskai un ekoloģiskai eksploatācijai. Vides aizsardzība ir svarīga, bet mēs negribētu, eh, lai šos nolīgumus eh, uzlūkotu kā meža eksploatācijas eh, līdzekli. Un mēs vēlamies ar tiem novērst masu meža izciršanu. Paldies! Tagad eh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies divi deputāti. Vispirms Marijas kungs. Grazie, prezidente. Vietnami... Paldies, priekšsēdētāja. Vietnami ir viena. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vietnam ir viens no lielākajiem koksnes ražotājiem un viens no svarīgiem uh, partneriem Eiropas Savienībā. Ja šī vienošanās tiks ievērota, tad tā var sniegt uh, savu ieguldījumu nelegālas uh, mežu izciršanas sakarā. Tā mēs varam veicināt centienus kas ļauj ievērot tādus vidus apstākļus, kas ļauj novērst klimata izmaiņas. Protams, problēma ir daudz, jo nelegāli Vietnamā tiek eh, ievest koks no Kambodžas. Un tas ir lielā mērā arī veicinošs faktors Vietnamas muitu korumpētībai. Ja šo problēmu nenovērsīsim, tad nevarēsim ar atbilstoši īstenot šo uh, vienošanos, kuru mēs vēlamies īstenot. Tā tad te ir Vietnamā jāievēro pret to izvirzītās prasības. Liels paldies! Tagad vārds Sošņets kungam lūdzu. Ciešies iz tej rezolūciju. Mm, es priecājos par šīs rezolūcijas pieņemšanu. Manī vēlētāji Polijā arī priecājas par to, ka Vietnamā meži tiek aizsargāti un uh, manu vēlētāji uh, puse ir pār šiem pasākumiem, Kambodžai puse pret, un es ar ļoti lielu interesi sekoju debasēm. Un būtībā mūsu uh, debatēs klausās ne tikai mani vēlētāji, bet visa pasaule un uh, arī interesējas par šo rezolūciju, un es priecājos, ka 750 cilvēku šeit zina visu par visu pasaulē, un uh, Eh, diemžēl es eh, šo līmeni pazeminu, bet nu, man ir tāds viens neliels lūgums. Polijas eh, vēlētājus ļoti interesē arī biškopībā un medus ieguve Paragvajā. Un nākam, nākamā sēdē mēs par to noteikti arī diskutēsim. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs ir komisārs Ansips. Thank you very much. Paldies, godātais priekšsēdētāji, godātie eh, Eiropas parlamenta deputāti. Pateicos par jūsu atbalstu eh, komisijas iniciatīvai attiecībā par eh, in, iniciatīvas eh, īstenošanu Vietnamā. Bija jautājums par reģionālām iniciatīvām. Ir brīvprātīgās eh, partnerības nolīgumi un dialogs ar Kambodžu, divpusējas sadarbības eh, nolīgums ar Ķīnu un mums ir arī dialogs ar Japānu. Eh, šodien eh, dzirdētais ir skaidrs. Mums jāstrādā kopā ar Vietnamas partneriem, lai šo eh, nolīgumu pilnībā ieviestu dzīvē. Komisija ir gatava to darīt. Tāpat laikā komisija mm, arī ir paredzējusi izmantot pozitīvo pieredzi attiecībā uz brīvprātīgo sadarbību un partnerības nolīgumu, paplašinot mūsu attiecības ar Vietnamu, tā skaitā uh, tirzniecības un investīciju nolīgumu un uh, sadarbības un partnerības nolīgumu ar Vietnamu, uh, kas ir, uh, ko ir paredzēts noslēgt. Un uh, Mēs arī uh, sekosim tam, kā tiek īstenot brīvprātīgais uh, partnerības nolīgums ar uh, Vietnamu un kā problēmas, kas minētas rezolūcijā, tiek risinātas. Dodot piekrišanu, jūs ne tikai atbalstāt šo brīvprātīgo partnerības nolīgumu, jūs arī apstiprināt vēlreiz, cik svarīgi ir nodrošināt, lai tirzniecības un meža apsaimniekocības rīcības plāns tiktu īstenots, cīnoties pret nelikumīgu mežu izciršanu. Šis uh, atbalsts mums ir ļoti uh, Eh, nozīmīgs, jo mēs uzskatām, ka šis rīcības plāns ir paraugs eh, tam, kā eh, dabas aizsardzības un tirzniecības politika iet roku rokā. Ir nepieciešamā saskaņota politika, lai uh, arī uh, cīnītos pret mežu izciršanu un ir turmāk jātīsta politika šai jomā. Paldies! Paldies, komisārkungs. Un tagad vārds referentei parlamenta vicepriekšsēdētājai Hautals kundzei. Paldies, komisārkungs, godātie kolēģi, mēs esam lieliski pastrādājuši kopīgiem uh, spēkiem un ir Paredzams, ka viss parlaments atbalstīs šo brīvprātīgās partnerības nolīgumu starp ES un Vietnamu. Tas ir uh, efektīvākais instruments, kas ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret negatīvām tendencēm kas uh, pastāv un uh, mēs uh, varam īstenot ilgspējīgas attiecības attīstības pasākums. Ļoti svarīgi ir paturēt prātā reģionālo dimensiju, un Dienvidu Austrumāzija ir viens no trim epicentriem uh, meža izciršanai pasaulē. Uh, divi pārējie ir Kongo un Latīņa Amerika. Tādēļ šādi eh, brīvprātīgās partnerības nolīgumi ir svarīgi. Un es uh, arī ceru, ka komisija ņems, uh, uztvers ļoti nopietni atklāsmes par uh, noziedzīgo meža izciršanu. Dienvidaustrumāzijā par situāciju šajā jomā Mjānmā, un mums ir arī ticami apgalvojumi, ka Vietnama aizstāja importu no eh, Kambodžas ar eh, kokmateriālu importu no eh, Kongo Demokrātiskās republikas. Un tāpat uh, Eh, ir labi, ka komisija ir apņēmusies mūs informēt eh, par eh, dažādiem soļiem, kas tiek spērti īstenojot šo mm, partnerības nolīgumu un arī pieaugs interesi par šo instrumentu un cerams, ka arī mēs arī spēsim uh, Uh, ratificēt šo nolīgumu un pieņemt neliku, nereglamentējošo rezolūciju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs noslēdzam kopējās uh, debates. Balsojums notiks rīt. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Šepflina ziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Es dodu vārdu Lamasur kungam, kurš aizstāv Šoplinu kungu. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Mēs visi kopumā šeit varam paust eh, drīzumā, drīzas atveseļošanās vēlmi mūsu referentam Šoplinkungam, viņš tagad ir smagā stāvoklī slimnīcā. Atgādināšu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas mērķis ir cilvēkiem, kas eh, nāk no viens ceturtdaļas no Eiropas eh, dalībvalstīm, iniciatīvas eh, iespējas, tās ir tādas pašas iespējas, kādas ir Eiropas komisijai, tā tad viņi var aicināt Eiropas komisiju vai nu grozīt iepriekšējos tiesību aktus vai pieņemt tiesību aktus, kādā, kāds jauns tiesību aktus agrākā, agrākais juridiskais pamats eh, ir izrādījies nepietiekams, jo tikai četras pilsoņu institīvas ir nonākušas līdz pēdējai procesa fāzē. Tāpēc mēs atkal pievērsāmies šim jautājumam, un Eiropas komisija, komisārs Timermans kungs un Konstitucionāla lietu komiteja nāca klējā ar jaunu priekšlikumu. Un līdz ar to tika panākta trialoga vienošanās, tā tika apstiprināta Konstitucionāla lieta komitejā. Bija 18 balsis par, neviena balss nebija pret un trīs deputāti atturējās. Šis mūža cikls, kas ir iekļauts šajā pilsoņu institīvas uh, procesā, paredz vienkāršāku, pieejamāku uh, procesu, tas arī izmaksā ma mazāk. Var arī daļēji reģistrēt uh, Eiropas pilsoņu institīvas, kur sākotnējais mērķis nebūtu līguma ietvaros, līdz ar to Eiropas komisija var naklājā ar saviem politiskiem juridiskajiem secinājumiem sešu mēnešu laikā, tas ir ierobežots termiņš, un nevalstiskās eh, organizācijas tagad arī var paredzēt Eiropas parlamentam organizēt debates, pirms Eiropas komisija nāk klajā ar saviem secinājumiem savu atbildību, savas atbildības ietveros, un Eiropas parlaments var nāk klajā ar rezolūcijas priekšlikumu, līdz ar to gan jau atceraties, ka Eiropas parlaments paredzēja šādu iespēju. Regulas pārskatīšana ļauj arī labāku pārskatu gūt par finansēm, Un ir veidots arī viens, vi, veidot viens pieturs aģentūra tiešsaistē, kas seko visai procedūrai, visu procesu. Karumā un līdz 2020. gadam ir paredzēts, ka komisija izveidos centrālo sistēmu, lai tiešsaistē varētu izveidot atbalstu um, šīm institīvām šā sistēma tagad tiek veidota līdz nākošā gada beigām. Tās tik, tā tiks pabeigta un tā nodrošina uh, vienkāršotu darbu nevalstiskam organizācijām, kurām strādāsim. Šķiet, ka citas nevalstiskās organizācijas vai citi cilvēki pašā pēdējā brīdī uztraucās par šo procedūru. Tomēr nebija pamata apšaubīt šī trialoga rezultātu un konstitucionālo lietu komitejas vārdā tad oficiāli aicinu plenāru sēdi apstiprināt šo lielisko vienošanos, kas tika panākta trilogu ietvaros. Paldies, Lamasūra kungs! Arī es no savas puses vēlos teikt, ka vēlu drīzu atveseļošanos mūsu kolēģim Šaflinkungam. Tas ir ļoti labs kolēģis, pazīst viņu no darba komitejā. Es domāju, visi esam viens prāts, ka aicinām viņu drīzumā atveseļoties. Paldies vārds komisāram, paldies priekšstādāt kungs, ko tātī deputāti, cienījams deputāts. Šīs debatas beidz pārskatīšanas procesu Eiropas pilsoņu institīvai. Tā ir viena no Junkera komisijas politiskajām prioritātēm. Institīvi ļauj tūkstotim eh, pilsoņu aicināt komisiju naklajā ar likumdošanas institīvu eh, tematā, kas viņam svarīgi. Pirms eh, kopš sākotnējā priekšlikumu kopš septiņiem gadiem pār par deviņiem miljoniem cilvēki ir parakstījuši Eiropas pilsoņu institīvu. Šāds institīvs svarīgs instruments, kas veicina pilsoņu līdzdalību demokrātiskajā Eiropas Savienības uh, dzīvē. Un līdz ar to viņi var arī sākt visas Eiropas eh, apjoma debates, aicinot eh, institūcijas strādāt tiesību aktus. Ir divi priekšlikumi Eiropas komisijai ir tieši atbildi uz Eiropas pilsoņu institīvu. Dzeramā ūdens direktīvas eh, pārskatīšanas priekšlikums tagad tiek apspriests, un arī priekšlikums par riska izvērtēšanas caurs pārskatīšanu uh, pārtiks ķēdei. Šajā jomā iestādes ir panākušas politisku vienošanos. Komisija ir nākus klējā priekšlikumu pārskatītāji regulēja Eiropas pilsoņu institīvai, lai tā varētu īstenot institīvas potenciālu. Svarīgi, ka e, cilvēki tiek iedrosmināti turpmāk izmantot šo, instute, šo instrumentu, novēršot nevajadzīgos šēršus. Teksts, par kuru pastāv vienošanās starp parlamentu un padomi, Eiropas pilsoņu iniciatīvu padarīs par pieejamāku un lietotājiem draudzīgāku visos cikla fāzēs. Eiropas pilsoņu iniciatīvas iesniedzējiem būs lielāka iespēja panākt atbalstu, izmantojot eh, tiešsaites sadarbības eh, platformu un kontaktpunktus dalībvalstīs. Tas palīdzēs organizatoriem Uh, uzlabojot reģistrēšanās procesu, organizatoriem arī, bū, arī būs vai elastīgāks darba grafiks organizējot sanistību. Komisija piedāvā organizatoriem bezmaksas pakalpojumu tiešsaistes parakstu ievākšanai. Pilsoņiem būs vieglāk uh, iesniegt savus personas datus, kas vajadzīgi, lai parakstītu šādas institīvas. Visiem būs iespējams parakstīt šo institīvu neatkarīgi no viņa dzīves vietas. Tiks paredzēts arī vairāk laika informēšanas e, kampaņai un paredzēts arī laiks, kad komisijai jāatbild uz veiksmīgām Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Komisija pauž nožēlu par to, ka daži no mērķiem, kurus tā bija sev izvirzījuši šo reformu ietvaros, un arī parlaments šos mērķus atbalstīja, tomēr nebija panākti. Tie netika īstenot, nevarēja beigās samazināt uh, līdzdalības uh, vecumu no 18 gadiem uz 16 gadiem visās Eiropas Savienības valstīs. Taču katrai dalībvalstī pašai ir iespēja samazināt šo vecuma robežu, ja dalībvalsts tā vēlas. Mēs ceram, ka daudzas dalībvalstīs šādi rīkosies, jo jauniešu balsis ir uzklausīšanas vērtas. Papildus tam Jaunā regula parēdz centrālo tiešsaistes eh, parakstu vākšanas sistēmu, ko komisija piedāvā bez maksas. Mēs paredzam arī iespēju, ka organizatori varētu izmantot paši savas sistēmas parakstu ievākšanai. Lēmumu pieņēmēji pieņēma kompromisu risinājumu, ka šī sistēma būs spēkā līdz 2022. gadam. Vēlos apliecināt, ka Eiropas komisija vēlas piedāvāt augstu kvalitātes centrālo sistēmu, kur mēs izstrādāsim konsultējoties ar galvenajām iesaistītiem pusēm. Visumā es uzskatu, ka mēs jau esam īstenojuši savu mērķi, proti padarīt Eiropas pilsoņu institīvu pieejamāku, vienkāršāku lietotājiem. Vēlos pateikties Eiropas parlamentam un jo īpaši referentam Šeflin kungam. Paldies jums par jūsu apņemšanos uh, uzlabot Eiropas pilsoņu institīvu. Paldies, ka, ka to panācāt ar šo ļoti pozitīvo rezultātu. Paldies! Much, Liels paldies, uh, komisāra kungs! Un tagad uh, Kultūras un izglītības komitejas vārdā došu iespēju izteikties eh, Džambātska kungam. Liels paldies eh, priekšsādātāji, komisāra kungs. Kā kultu komitejas uh, referents šim atzinumam, es vēlējos pateikties uh, Šeflina kungam un visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Uh, Es domāju, ka panāktais rezultāts uh, pēc uh, trialoga ir uh, līdzsvarots, un tas ļauj pilsoņiem uh, izmantot uh, visas priekšrocības, ko sniedz labāk Eiropas pilsoņu iniciatīvas sistēma. Tas ir svarīgs demokrātijas instruments, kas pilsoņiem ļauj tieši piedalīties uh, likumdošanas veidošanā. Uh, Izmaiņas šī brīža sistēmā bija jāveic, jo iepriekšējā sistēma bija pārāk sarežģīta. Mēs saskarāmies ar vairākiem šķēršļiem, kuri nu ir pārvarēti. Šobrīd tiek vienkāršota pārakstu vākšana, tomēr tiek nodrošināta arī datu aizsardzība, un es vēlos, lai mēs spērtu so, vēl soli tālāk. Liels paldies! Tālāk eh, lūgumraksta komitejas vārdā došu vārdu Dan Pred, Danam Predam. Paldies priekšsādātāji. Vispirms es vēlējos apsveikt eh, savu kolēģi Šeflinu par paveikto darbu. Viņš tiešām mm, ir eh, ļoti labi sadarbojies ar viceprezidentu Timermaņa kungu un arī ar um, Austrijas um, prezidentūru, lai uzlabotu Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas ir labs instruments pilsoņu rokās. Lūguma raksta komitejas balsošanā apstiprinājās, ka ir eh, nepieciešams um, veikt šādas iniciatīvas uh, Eiropas parlamentam, izstrādājot likumdošanas aktus un uh, Mēs nevarējām tomēr gūt pārliecību, ka komisija un padome vēlas šo divu institūciju pārstāvību augstākā līmenī. Austrijas prezidentūra un Timermaņa kungs teica, ka par to ir jāpadomā, redzēsim, bet uh, ir žēl redzēt, ka mm, šādus vārdus eh, saka tik augsta līmeņa pārstāvja. Liels paldies eh, Prēdes kungam, tālāk eh, Eiropas Tautas partijas grupas vārdā vārds Čakī kungam. Liels paldies priekšsādātāji. Šis ir ārkārtīgi būtisks brīdis Eiropas demokrātijai. Eiropas eh, parlaments un arī mēs, deputāti, allaž esam teikuši, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir jāuzlabo un jāvienkāršo. Mm, tāpēc mēs nevaram eh, ignorēt eh, ierosinājumus, ar kādiem pilsoņi nāk klajā Eiropas Savienībai. Tai ir jābūt uh, gludākai, vienkāršākai procedūrai ar vienkāršākiem noteikumiem. Šobrīd šķiet situācija mainās. Uh, Dažu mēnešu laikā Eiropas Savienības tiesa ir eh, aizstāvējusi Eiropas pilsoņu tiesības iepretim komisijai. Tās bija iniciatīvas par uh, Eiropas pamatiedzīvotāju tiesībām un viņu uh, situāciju. Uh, Tāpat arī par uh, līdz, līdzvērtīgu attieksmi starp reģioniem un to pārstāvētajām kultūrām. Abas šīs iniciatīvas uh, komisija noraidīja, un tagad mēs zinām, ka tā ir bijusi kļūda. Vācot um, parakstus par drošības pakotni, uh, Eh, mēs redzējām, cik tas ir būtiski, jo tika savākts daudz vairāk pārakstu nekā ir nepieciešams. Un eh, tagad, kad ir stājies spēkā Eiropas Savienības tiesas spriedums, eh, šķiet, ka mm, šo pārakstu būs vēl vairāk. Tam ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tas ir labs solis pareizajā virzienā. Lielas paldies! Tagad sociālistu un uh, demokrātu progresīvās alianses vārdā vārds Kaufmaņa kundzei. Liels paldies, priekšsādātāji! Eiropas pilsoņu iniciatīva šobrīd pastāv jau aptuveni septiņus gadus. Kopš regulas uh, spēkā stāšanās vairāki miljoni cilvēku ar savu parakstu šādas iniciatīvas ir atbalstījuši, un tas nozīmē, ka šādu pārrobežu līdzdalības demokrātiju Eiropas pilsoņi vēlas Tomēr, diemžēl, tikai četras um, iniciatīvas ir savākušas nepieciešamo parakstu skaitu septiņās dalību valstīs. Un uh, izskatās, ka tas nav bijis saistīts ar uh, izvēlētajām tēmām. Drīzāk uh, noteiktie kritēriji pilsoņu līdzdalībai ir bijuši pārāk augsti. Man ir prieks, ka. Mm, regulas grozījumi šķos šķēršļus pašlaik eh, likvidē. Tas nozīmē, ka pilsoņi var atbalstīt iniciatīvas neatkarīgi no to pastāvīgās dzīves vietas. Tāpat organizatoriem tiks nodrošināta palīdzība praktiskajos jautājumos. Treškārt, eh, tikai mm, ja kāda pilsoņu iniciatīva būtu juridiski atbalstāma tikai atsevišķos punktos, uh, nav tiesību to noraidīt kā pilnīgi nepieņemam. Turklāt um, kampaņu veidotāji šobrīd paši var izlemt, kad tie sāk uh, vākt parakstus. Mēs uh, priecājamies, ka šobrīd uh, ir iespēja šā, šīs iniciatīvas popularizēt, un um, šī iemesla dēļ esam grozījuši arī parlamenta reglamentu. Kopumā iniciatīva ir jāpadara lietotājiem draudzīgāka, bet ir arī darbas piliens uh, medus mucā. Uh, Mēs uh, uzskatām, ka būtu nepieciešams pat pazemināt um, parakstiesīgo vecumu līdz 16 gadiem. Jaunieši šobrīd ir politiski aktīvi, viņi dodas ielās, lai viņu politiskās vēlmes tiktu sadzirdētas, vai nu mēs runājam par brīvu internetu vai ilgspējīgu klimata politiku. Viņiem ir vēlme iesaistīties, un viņiem ir jābūt iespējai to darīt. Diemžēl padome noraidīja minimālā vecuma pazemināšanu. Tāpēc uh, ir solis pareizajā virzienā, ka dalību valstīm šobrīd tiek dota iespēja pašām pieņemt lēmumu par minimālo vecumu iniciatīvu atbalstītājiem, nosakot to 16 gadu, ar 16 gadu slieksni. Mēs uh, priecājamies, ka jauni cilvēki varēs atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas, jo Eiropai ir nepieciešams uh, iesaistīt uh, lielākā mērā jaunus cilvēkus. Lielas paldies! Uh, Tālāk um, Eiropas uh, reformātoru un konservatīvo vārdā. Vārds Marijas kungam. Paldies priekšsēdētē. Eiropas pilsoņu institīva ir līdzdalības demokrātijas izpausme. Līdz ar Līdz ar to tā ir jāstiprina Eiropas Savienībā. Tas fakts, ka līdz šim 9 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu piedalījās dažādās Eiropas pilsoņu institīvās, liecina par to, ka tā ir svarīga. Tas uh, liecina arī par to, uh, tā kā tagad mēs pārskatām šo institīvu, tas arī liecina, ka tas ir svarīgs uh, instruments. Tomēr visai šai institīvai procedūrai jābūt vienkāršākai. Galvenajai lomai te nav jābūt komisijai. To um, Eiropas pilsoņi aicina pieņemt tiesību aktus, taču pati komisija arī skatās, vai procedūras ir pareizes. Un tāpat arī tiesības Eiropas pilsoņu institīvas organizatoriem eh, pieprasīt uzklausīšanu Eiropas parlamentā arī stiprina šo institīvu. Es atbalstu to, ka ir jā, samazina um, minimālā vecuma slieksnis. Jaunieši no 16 gadu vecuma arī ir gana aktīvi pilsoņi. Es domāju, ka Grieķijas uh, valdībai arī jādod tāda iespēja saviem pilsoņiem. Paldies! Uh, Marijas kungs, jūs esat saņēmis uh, no Šefhauzena kunga zilās kartītes jautājumu pieprasījumu. Vai jūs atbildēsiet? Jā, es jūs lūdzu. Paldies, dārgie kolēģi! viena Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva um, apkopoja divus miljonus uh, pilsoņu pārakstu par uh, tiesību uz dzīvību ievērošanu. Diemžēl parlaments uh, uz cienīgiem dzīves apstākļiem, diemžēl parlaments to neņēma vērā. Es vēlētos. Um, dzirdēt, ko jūs par to domājat. Lūdzu. Es gribētu sacīt šādi. Procedūra paredz to, ka izskan gar Eiropas parlamenta nostāja, gan arī Eiropas komisijas nostāja, bet tā kā te nav vienotas nostājas, tad es domāju, var arī ķerties klāt e, Eiropas Savienības tiesas viedoklim, kā tas notika citos gadījumos, un tad varētu secināt, vai tas bija legāli vai nē, jau gal galā tiesiskuma principu. Uh, tā, to, vai tas tiek ievērots vai eh, nav ievērots, nosaka Eiropas Savienības tiesa, un atbildīgās personas var pie tās vērsties. Lielas paldies tālāk. Um, Bilbao Bar Barandikas kundze um, Alde grupas vārdā. Paldies uh, priekšsādātāji, labvakar un labvakar komisāra kungs doma par to, kā uzlabot Eiropas pilsoņu iniciatīvas darbību, ir e, veids, kā uzlabot demokrātijas darbību, Eiropas Savienības e, darbību. Un e, tās idejas, kas ir iekļautas šajā ziņojumā, lai uzlabotu pilsoņu iniciatīvas darbību, patiesībā nāk no pašiem pilsoņiem. Un es ļoti rūpīgi sekoju līdzi pilsoņu iniciatīvai par minoritātēm, kas savāca vairākus miljonus pārakstu 12 dalību valstīs. Tomēr galu galā iniciatīvas autoriem nācās saskarties ar ievērojamām grūtībām. Es ceru, ka jaunie priekšlikumi ļaus uzlabot iespējas uh, nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Es ceru, ka šis ziņojums uh, gūs atbalstu balsojumā plenārsēdē un nodrošinās labākus uh, un elastīgākus termiņus parakstu savākšanai. Tāpat ir nepieciešams uzlabot tehniskos resursus un parakstu vākšanas platformas. Un tāpat es domāju, ka ir jāpaplašina valodu režīms, lai atspoguļotu Eiropas lingvistisko daudzveidību. Te mēs domājam arī minoritāšu valodas. Uh, Lai mēs nodrošinātu cieņu pret minoritāšu valodām, ir nepieciešams nodrošināt platformas pieejamību arī minoritāšu valodās, kas ir reģionālas valodas vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs. Liels paldies! kolēģi, es aicinu jūs ievērot atvēlēto runas laiku. Un tālāk um, zaļo grupas vārdā Terikābres kungs. Liels paldies, priekšsādātāji! Par Eiropas pilsoņu iniciatīvu mēs runājam jau divus gadus, un uh, ziņojuma pirmā redakcija nevarēja gūt manas grupas atbalstu, jo tā bija ļoti vāja. Tagad mēs esam nonākuši pie galīgā teksta, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējiem. Tomēr tas nav līdz galam apmierinošs. Es vēlējos uzsvērt, um, ka mūsu sarunās ir nonākuši, nonā, esam nonākuši pie laba iznākuma. Šobrīd organizatoriem ir iespējai reģistrēties kā juridiskai personai. Otrakārt, um, tiek paredzēta EPI, EPI pielikumu tulkošana. Treškārt, uh, būs iespējama daļai reģistrācija, un organizatori varēs izvēlēties parakstu vākšanas sākšanas datumu. Ceturkārt, būs iespēja saņemt informāciju par atsevišķām Eiropas pilsoņu iniciatīvām, un balsot būs iespējams neatkarīgi no dzīves vietas. Jāpiemina arī tas, kā tiek nodrošināt Uh, um, pēctecība iniciatīvām. Gan Eiropas parlaments, gan uh, Eiropas komisija ar tām strādās, un tādējādi arī mēs iegūstam plašāku redzamību. Tas uh, nedrīkst tikt novērtēts par zemu. Es gribēju pakavēties arī pie tā, ko Lamas Ūrikungs teica par šo tēmu. Uh, individuālas pārakstu vākšanas eh, sistēmas varēs tikt izmantotas tikai līdz 2022. gadam, bet ne pēc tam. Tādējādi mm, NVO tiek nodrošināta zināma aizsardzība. Mēs uh, uzskatām, ka nevajadzētu pieļaut individuālu parastu vākšanas sistēmu izmantošanu bezgalīgi, bet, ja mēs uh, apspriežam ieguvumus un zaudējumus, mums ir jāatzīst, ka uh, Nu, šis eh, priekšlikums ir ievērojams solis uz priekšu. Lielas paldies, eh, darbie kolēģi! Ir vēls, eh, ir vēl daudz runātāju par vairākiem priekšlikumiem, tāpēc no šī brīža es uzstāšu pie tā, ka jūs atvēlē, ievērojat atvēlēto runas laiku. Grāsmēr. Vārds Spinelli kundzei. Paldies. Četrus gadus mēs uh, strādājam pie šā instrumenta Eiropas pilsoņu iniciatīva. Mēs uh, cenšamies rast uh, risinājumu izaicinājumiem uh, pārstāvniecības, demokrātija un, teiksim, būt savā veidā starpniekiem starp uh, um, ar arotbiedrībām, nevalstiskām organizācijām uzklausīt uh, iniciatīvas, kas uh, nav līdz šim uzklausītas, uh, un uh, Brexits. Tas viss liecina par to, ka pilsoņi ir vīlušies un uh, ar uh, pilsoņu iniciatīvas starpniecība varētu šo situāciju uzlabot, bet tas, ka viss ir monopolizēts komisijas rokā un ka ir tieši šāda parastu savākšanas sistēma, novērt pie tā, ka uh, Eiropas pilsoņu iniciatīva ir aiz, apēnota, ka tā uh, nedarbojas. Ir jāizveido lietotājiem draudzīga sistēma, nevis tāda, kas visu nosmacē iedīglī. Diemžēl tas nav panākts joprojām, un Eiropas pilsoņu iniciatīva joprojām nedarbojas ir nepieciešama efektīvi strādājoša sistēma, pārtrauc sēdz vadītājs runātāju, sakot, aiz, mums ir jāievēro uzstāšanās laiks, un es ļoti stingri uz to turpmāk raudzīšos. Nākamā runātāja Evī Kunze, EFDD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Grozījumi regulā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu uh, ir eh, izniekota iespēja tā vietā, lai uh, stiprinātu, paplašinātu uh, demokrātiju Eiropā. Vienošanās, kas panākts starp parlamentu un padomi, būtībā šo iniciatīvu vēl vairāk novājina, jo komisijai nav pienākums nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu, uh, ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvu, pat ja visi priekšnosacījumi ir izpildīti. Un, uh, ja miljoniem pilsoņu parakstās un vēl komisija pēc tam to visu var ignorēt un ja var atcelt iespēju organizatoriem uh, vākt parakstus, tad uh, tas viss šo iniciatīvu novājina. Mums uh, gluži pretēji būtu uh, jābalstās uz līgumiem un jāparāds, ka ir jārīko trīs uzklausīšanas pēc parakstu savākšanas. Nevar apmierināties vienkārši ar parlamenta reglamenta grozījumu. Mums ir jāieklausās pilsoņos un nav uh, pieļaujams tas, ka uh, daži augstprātīgi domā, ka labākās idejas par Eiropas nākotni dzimst uh, Briseles birokrātu kabinetos. Diemžēl pašreizējā situācijā nav atbildības pilsoņu priekšā un process joprojām bloķējas. Es domāju, ka mums ir iespēja vēl situāciju labot, tādēļ aicinu rīt atbalstīt mūsu grozījumus, atsākot uh, sarunas par to, kā šo uh, pastiprināšu iniciatīvu. Tagad vārds Koeljo kungam. Paldies. Uh, mēs nevaram reducēt Eiropu tikai uz iekšējo tirgu. Mums eh, ir jāskatās plašāk, jādomā par pilsoņiem, par uh, Uh, Eiropas projektu. Mums ir jāstiprina Eiropas uh, līdzdalības demokrātija un uh, jāļauj vēlētājiem paust sava griba. Mums ir jāstiprina pilsoņu Eiropa, jāpārvar apātija, kas šobrīd valda, tāpat jāvēršās pret populistiskām tendencēm. Tādēļ svarīgi ir vienkāršot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, tai piešķirt vairāk līdzekļu un paredzēt, ka komisijai ir tā eh, jāņem vērā. Tāpat eh, dalību valstīm ir tiesības eh, pazemināt eh, līdzdalības vecumu no 18 līdz 16 gadiem šajā iniciatīvā un jāsaka, ka vairāk demokrātijas nozīmē noteikti arī labāku Eiropu. Paldies! Tagad Atondo kungam vārds. Šī vienošanās, par ko notiks balsošana, ir diezgan interesanti, jo tiek uzlabots pilsoņu iniciatīvas mehānisms, jo ir atļauts uh, Uh, atbalstīt uh, šo iniciatīvu ir paredzēta tiešsaistes parakstu vākšanas sistēma un ir arī paredzēts vairāk laika parakstu savākšanai, tāpat arī uh, dalībvalstīm ir iespēja pazemināt uh, dalībnieku vecumu līdz 16 uh, gadiem. Uh, ir nepieciešams reformēt pastāvošo Eiropas pilsoņu iniciatīvu un komisijas un padomes iniciatīva šeit ir apsveicoša, bet mums ir plašāk jāiesaist pilsoņi šai procesā. Uh, Valēsas kungām vārds jau uh, vairāk kā miljons uh, cilvēku ir uh, parakstījuši, parakstījuši vairākas iniciatīvas, bet pašreizējais instruments īsti nedarbojas. Un tādēļ ir jāuzlabo iespējas vākt parakstus tieši saistē, veidot sadarbības platformu un ir jānodrošina piekļuvi arī pilsoņi, eh, personām ar invaliditāti. Un uh, ir uh, pieļauts, ka uh, var uh, šādas iniciatīvas uzsākt tikai tad, ja komisijā šais jomās ir uh, likumdošanas iniciatīvas tiesības. Ir pagarināts līdz sešiem uh, mēnešiem uh, termiņš Un šajā procesā e, vissvarīgākais ir tas, ka komisija iesaistīs uh, e, iedrusētās puses turpmāko uzlabojumu veikšanā. Uh, un lai paaugstinātu standartus un padarītu sistēmu lietotājiem draudzīgāku. Mēs ar nepacietību gaidām visus šos uzlabojumus, jo šis instruments mūsu pilsoņiem ir ļoti svarīgs. Paldies! Līdz ar to esam par gājuši pie brīvā mikrofona procedūras un vārds Kastaldo kungam. Uh, no šī eh, reforma varēja būt milzīga eh, iespēja, bet eh, diemžēl no tā nekas daudz nav iznācis. Atkal šis dokuments mūsos izsauc vilšanos. Mēs cerējām, ka šo, šoreiz vismaz šī iniciatīva varēs efektīvi darboties savulaik tika grozīti līgumi, bet kādēļ, lai visu atstātu komisijas rokās, lai tā varētu visu izvērtēt, pieņemt lēmumus, bet mēs būtu varējuši iet vēl tālāk un dot vairāk uh, iespēju pilsoniskai sabiedrībai. Protams, šajā tiesību aktā ir atsevišķi tehniski uzlabojumi, bet būtībā tas ir solis atpakaļ, jo uh, komisijai tiek piešķirtas vēl papildus papildu pilnvaras, un es gribētu atgādināt, ka brīvība ir līdzdalība. Dodiet Eiropas pilsoņiem šo brīvību. Paldies! Kas tālāk? kungam es uh, devu iespēju nedaudz ilgāk uzstāties. Viņām vajadzēja piedalīties debatēs, bet šai laikā viņš vadīja sēdi. Un tādēļ ceru, ka jūs uh, man, uh, mani sapratīsiet. Tagad vārds vārdu skundzei. Es augstu vērtēju Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Ir svarīgi iesaistīt visus pilsoņus kvalitatīvos demokrātiskos procesos, tādos kā Eiropas pilsoņu iniciatīva. Bet tam ir nepieciešama arī pilsoniskā izglītošana par Eiropas kopīgām vērtībām, uh, par uh, to, ka mums visiem uh, kopīgi jāveido sava nākotne. 2016. gada uh, apvienotās karalists referendumā balsotāji nevienmēr saprata, par ko viņi balso. Viņi jutās bezspēcīgi veidot jaunu, labāku nākotni un ir jānodrošina iespēja visiem piedalīties uh, šādās iniciatīvās, ir tīpaši uh, arī jauniešiem no 16 gadu vecuma un uh, personām ar invaliditāti. Tāpat ir uh, arī jāvērš pret nevienlīdzību, jo nabadzība uh, traucē uh, pilnībā īstenot savas pilsoņu tiesības. Uh, Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Es atvainojos, bet laiks ir ierobežos. Tagad vārds Kuņēvs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas pilsoņu iniciatīva izraisa tik daudzas strīdus, tas ir nepieņemami. dažādas politiskās grupas nāk klajā ar dažādiem iebildumiem. Tas taču ir eh, tiešās līdzdalības demokrātijas instruments Eiropas pilsoņu iniciatīva. Mūs tuvina pilsoņiem, mēs varam ieklausīties viņu balsīs, un mūsu pienākums ir sniegt viņiem atbildi darbos. 80 dienas pirms vēlēšanām, un mēs tik daudz šēršļus viņiem ceļā liekām Viņa vēlas mums piedāvāt, lai mēs izstrādājam tiesību aktus, kas risinātu viņa problēmas. Kas vēl labāks varētu būt? Kāpēc, lai citādi viņi mums uzticētos? Kāpēc, lai viņi mums par mums balstot, ja mēs viņus neuzskatām par mūsu uzmanības vērtiem? Nevar balsot par tādu tekstu, kāds tas tagad tiek piedāvāts. Diemžēl uh, ar nedaudziem eh, progresīviem spēkiem nepietiek, lai novērstu šādu rezultātu. Esiet droši, ka daži no mums turpinās mūsu cīņu, un to es jums personīgi varu apliecināt. Paldies! Eh, eh, Kolēģe, tā, un tagad vēl uzstāsies Flanagan kungs brīvā mikrofona procedūra. Uh, 60 pilsoņu iniciatīvas ir iesāk, uzsāktas, tikai četrās uh, ir pabeigtas kā process, un tikai uz divām komisija ir reaģējusi. Un uh, nevienas uh, lūguma raksta uzsācē neuzskatīja, ka ir sasnieguši uh, iecerēto rezultātu. Uh, komisija tagad ir gan tiesnesis, gan tiesājama. Šāda situācija ir nepieņemama. Un tagad ir darīts viss, lai vēl grūtāk būtu savākt vienu miljonu parakstu. Komisija nevēlas ieklausīties pilsoņos, un viss notiekošais tikai to apliecina uh, that, uh... Līdz ar to noslēdzām brīvā mikrofona procedūru. Noslēguma vārds komisāram Ansipam. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es vēlētos vēlreiz pateikties Eiropas parlamentam par tā ieguldījumu Eiropas pilsoņu iniciatīvas reformā. Tas ir liels solis uz priekšu, lai rosinātu pilsoņu līdzdalību Eiropas Savienības demokrātijā. Komisija šā, savā pilnvaru Mm, termiņā ir apliecinājusi, ka tā vēlas, uh, lai Eiropas pilsoņu iniciatīvas veiksmīgi darboties. Tagad Eiropas pilsoņu iniciatīvas uh, reāli ietekmē Eiropas Savienības politiku un likumdošanas aktus. Tagad būs pieejami lietotājiem draudzīgi instrumenti, lai vērstos pie Eiropas Savienības iestādēm, aicinot rīkoties jautājumos, kas pilsoņiem rūp. Eiropas pilsoņu iniciatīvas regula atvieglos pilsoņu iespējas paust savu viedokli. Paldies, tagad vārds referentam Lamasūrkungam. Paldies priekšsēdētāji, pateicos visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā ļoti interesantajā diskusijā. Un gribu teikt, ka mūsu kolēģis eh, Terī Kābras ļoti labi reform, eh, rezumēja šīs reformas pievienoto vērtību un arī uh, izskanējušās bažas. Gribu teikt vicepriekšsēdētājiem kā Staldo kungam, ka diemžēl ir uh, pārpratums attiecībā uz šīs uh, sistēmas centralizāciju Eiropas komisijā. Tātad, ja tas tā bija, uh, iecerēts un apstiprināts uh, trilogā, tad tas uh, notika tieši tādēļ, ka uh, iniciatīvas iniciatori to vēlējās, vēlējās, lai tiktu nodrošināta uh, līdztiesība to starpā, un šī centralizācija ir tikai uh, tehniskā ziņā, lai nodrošinātu līdztiesību visiem, kas uzsāk šādas iniciatīvas. Un es gribu gribu teikt, ka tad, kad ir panākta vienošanās trialogā, nav vairs iespējams iesniegt uh, grozījumus, jo pretējā gadījumā darbs būs jāsāk no nulles. Un tādā gadījumā visus šos jautājumus būs jārisina nākamajam parlamentu sasaukumam, nākamajai komisijai, un process ievilksies gadiem ilgi. Un mums nevajadzētu uh, parādīt, ka mēs piecu gadu laikā esam pieņēmuši daudzus likumprojektus, izņemot to, kurš dod vairāk pilnvaru Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, debats noslēgušās, balsojums notiks rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir e, Kalnietes kundzes ziņojums par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās. Gribu jūs informēt, ka šajās debatēs nav paredzētas ne zilās kartītes, ne brīvā mikrofona procedūras. Vārds referentei uz četrām minūtēm. Uh, Godātais priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi! Mana ziņojuma nosaukums ir stāvoklis ES un Krievijas politiskajās attiecībās. Mana ziņu um, nebija viegli pieņemt ziņojumu par attiecībām situācijā, kad Eiropas Savienībai un tās asociētajiem partneriem uzbrūk Krievijas valsts atbalstīti dalībnieki, kuri radoši izmanto plašu hibrīda kara paņēmienu klāstu. Līdz ar to ievērojama ziņojuma daļa ir atvēlēta Eiropas Savienības izturībai un tās spējai novērst hibrīdu draudus. Šodien, piecus gadus pēc Krīmas okupēšanas, mēs uzsveram, ka nav iespējama atgriešanās pie ierastām attiecībām ar Krieviju, līdz Krievija būs pilnīgi atjaunojusi Ukrainas teritoriālo neaizskaramību. Mums ir jāpārvērtē pamats mūsu attiecībām ar Krieviju, jo tā vairs nav uzskatāma par stratēģisku partneri. Novecojušais Eiropas Savienības un Krievijas eh, partnerības un sadarbības nolīgums ir jāpārskata. Un jebkādam Eiropas Savienības un Krievijas attiecības atvaram nākotnē ir jābalstās pilnīgā starptautisko tiesību un ECO principu ievērošanā. Laipno vārdu un diplomātiskas valodas laiks ir beidzies. Diemžēl Nav nedz vietas, nedz laika jaunām plašām iniciatīvām sadarbībai ar Krieviju. Ir ļoti neliela iespēja sadarboties ar Krieviju, jebkādā veidā, kamēr tā turpina Ukrainas daļēju okupāciju un turpina savus hibrīdu uzbrukums citām Eiropas valstīm. Taču mums, protams, ir jāturpina selektīva sadarbība ar Krieviju savienībai vitāli svarīgās jomās. Tādu globālu, tādu globālu izaicinājumu kā klimata pārmaiņas, energodrošība, digitalizācija, kodolieroču neizplatīšana, terorisma apkarošana ir tikai dažas no šīm jomām. Mums ir jābūt nelokāmai nostājai sankciju jautājumā. Tās ir jāpagarina, kamēr vien turpinās Krievijas īstenoties starptautisko tiesību pārkāpumu. Es iestājos par nepārprotamu vēstījumu Krieviju attiecībā, Krievijā attiecībā ar sankcijām. Par visu pēc nopelniem. Tā kā mēs esam liecinieki tam, ka cilvēktiesību stāvoklis Krievijā ievērojami pasliktinās, padomē ir jāpāriet pie Magnitska Eiropas Magnitska akta pieņemšanas, nosakot individuālu sankciju režīmu cilvēktiesību pārkāpumu cēļu. Lai Eiropas Savienības politika attiecībās ar Krieviju būtu efektīva, ir jāpanāk saskaņošanas starp Eiropas Savienības iekšēju un ārējo politiku. Tas ir pilnīgi attiec arī uz Nord Stream 2. Tas ir projekts, kas stiprina Eiropas Savienības atkarību no Eiropas gāzes piegādes, apdraud Eiropas Savienības iekšējo tirgu un arī neatbilst ne Eiropas Savienības enerģētikas, nedz arī ārējās darbības un drošības politikai. Tam jāpieliek punkts. Ziņojumā ietverto ieteikumu saraksts attiecībām ar Krieviju ir diezgan ierobežots. Tomēr daži ieteikumi ir pieminēšanas vērti. Nodrošināt nepārtrauktu atbalstu cilvēku sastarpējiem kontaktiem visumā, un jo īpaši kontaktiem starp pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem koncentrēties uz jauniešiem. Nepārprotams, eh, Skaidrs rīcības kodeks attiecībā uz militāro un civilo lidmašīnu izmantoto gaisa telpu, lai samazinātu pārpratumu risku un citam, cita nodomu nepareizu interpretāciju ir iespējams tikai politisks risinājums konfliktam austrumu uh, Ukrainā, un mums ir jāveicina uzticības uh, veicinoši pasākumi abās konflikta pusēs. Eiropas Savienībā ir jāvirza uz priekšu ideja par ANO vadītu miera misiju šajā austrumē. Uh, Ukrainas reģionu. Un noslēgumā vēlos pateikties manu, maniem ēnu referentiem par šo sadarbības gaisotni, konstruktīvo darbu strādājot pie šī dokumenta. Paldies! Paldies! Komisijas vārdā izteiksies komisārs Navračiņš kungs vakar. Lūdzu, vārds jums priekšsēdētāji kungs, godāta Eiropas parlamenta deputāti, cienījamies deputāts. Paldies par atsniegto iespēju apspriest Kalnietes kundzes ziņojumu par ES un Krievijas politiskiem attiecībām ņemam vērā Eiropas Savienības piecus galvenos principus, kas ir izklāstīti 2016. gadā. 2018. gada aprīlī Eiropas uh, ārlietu ministrs vienojas par tos, ka strateģiskās, uh, strateģiski izaicinājumi, kurus, uh, ar kuriem saskaramies attiecībās ar Krieviju, ar vien būs spēkā. Saskaņā ar Kaunietes kundzes ziņojumu, tam pamatā ir Krievijas īstenotā uh, Krīmas uh, eh, okupāciju un austruma Ukrainas eh, reģiona okupāciju. Arī konflikts Kerčas uh, eh, šaurumā ir vēl viens apliecinājums šim konfliktam. Ārlietu ministru uzsver piecus vadošos uh, principus attiecībās Eiropas Savienības politikai ar Krieviju un tika uzsvērta arī Eiropas Savienības izturības loma attiecībās ar Krieviju arī saistībā ar hibrīda draudiem. Eiropas Savienība ir aktīvi, saulēcīgi atbildējusi uz uh, pieaugušu apdraudējumu no Krievijas puses saskaņā ar šiem pieciem principiem. Augstā pārstāvja Mogherini kundze ir personīgi izmantojusi katru iespēju, lai paustu Eiropas Savienības bāžas attiecībās um, ar uh, Krievijas ārlietu ministru Lavro kungu. Tas attiec arī uz uh, Mīnskas vien, vienošanās neievērošanu, Krievijas nelegālu aneksijas un drošības situāciju gan Ukrainas austrumos, gan Azovas jūrā. 2000. 18. Uh, gadā tika uzsvērta Uh, Krievijas uh, pusalas, uh, Krievijas vērstā, izvērstā Krievijas um, Krimas pusalas okupācija. Mēs kopā ar Lavrova kungam norādījām arī uz starptautiskām problēmām apkārtniecības ar Sīriju, situāciju Sīrijā. Mēs vēlējamies novirst vēl vienu humanitāro ārkārtas situāciju. Mēs apspriedām arī, kā atbalstīt Rietumu Balkānus to centienos ceļā uz Eiropas Savienību, bet mēs runājam arī par Afganistānu, Irānu, runājam par to, ka ir jāsaglabā vienošanās par kodolieroču neizplatīšanu ar Irānu. Samazinās uh, pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu iespēja Krievijā. Eiropas, Savienība delega, Eiropas Savienības delegācija Krievijā saglabā ciešu kontaktu ar Krievijas varas iestādām, iestādēm par eh, cilvēku mm, tiesību pārkāpumiem. Tas attiec arī uz LGBT eh, personu tiesībām, uz eh, Ukrainas ķīlnieku tiesībām un citiem jautājumiem ir veikti uh, apmeklējumi uz vietas, arī plašsaziņas līdzekļu apmeklējumi. Runājot par attiecībā ar Krievijas pilsoņiem, mēs uzturam ciešu kontaktu ar viņiem. Krievijas pilsoņi ir ar vien lielākā grupa, kas saņemas lielāko uh, Schengens vīru skaitu, un Krievijas pilsoņi studenti labprāt piedalās Erasmus Plus projektā. Mēs turpinām nosūtīt vēstījumu, ka Eiropas Savienība atbalsta Krievijas tautu. Mēs esam tuvi Krievijai un tās tautēm. Mums ir gadsimtiem ilga sadarbības pieredze, un tas nemainīsies par spīti tam, ka nepiekrītam Krievijas varas iestājas darbībai. Mēs labi sadarbojamies ar Krieviju dažās uh, jomās, uh, jautājumos par Irānu līdz pat uh, Arktikai. Taču mūs uztrauc zināma Krievijas uzvedība ne tikai Ukrainā un Sīrijā, bet arī Salisburijā kur eh, tikta veikta eh, darbība uzbrūkot eh, Krievijas pilsonim pretēji OPCW prasībām. Ar Krieviju saistīta arī ātoma riski un ķīmisko ieroču riski. Jauns režīms pret uh, ķīmisko ieroču izplatīšanu tiks izveidots šī gada aprīlī. Un padom arī uh, iz, uzliks sankcijas četriem Krievijas izlūkdienesta darbiniekiem, kuri atbildīgi par uzbrukumu Salzberijā. Mēs arī vērsīsimies pret kibernoziegumiem, kiberuzbrukumiem. Mēs stiprinām kapacitāti, kas attiecas uz kiber eh, apdraudējumu, kas minēt ziņojumi. Tas attiec arī uz eh, pret izlūkošanas darbu. Mēs arī vērš, vēršamies pret viltu ziņu izplatīšanu. Pagājušā gada decembrī Eiropas Savienība pieņēma rīcības plānu pret dezinformēšanu atbildot uz eh, Eiropu. Uh, Eiropadomas aicinājumu atbildēt uz uh, šiem draudiem, ņemot vērā gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es zinu, ka jums ir paredzēta diskusija par šo tematu rīt. Izmantoju šo iespēju atgādināt, ka mēs esam ieinteresēti sabalansētā pieejā Krievijā. Tad to uzsver arī ziņojums par spīti pieaugušam saspīlējumam. Eiropas Savienībai ir būtiski uzturēt sarunu iespēju ar Krieviju. Tas ir arī pasaules interesēs. Mēs vēlamies izskatīt iespējas sadarboties tādās svarīgās jomas ar Krieviju kā reģionālā sasaisti. Mēs vēlamies arī veicināt mūsu par, reģionu partneru izturību. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis Prēdes kungs. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es gribēju apsveikt savu kolēģi Sandru par uh, ieguldīto darbu strādājot pie šī ziņojuma un es uh, ļoti priecājos par to, kas ir grozīts šajā ziņojumā, runājot par uh, Krievijas attiecībām ar pārējo pasauli. Protams, ka mēs kopš novembra te diskutējam par situāciju Kerčas šaurumā par eh, Azovu jūras demikalizāciju, tomēr es vēlējos uzsvērt eh, drīzāk vienu citu aspektu. Komisāra Kongs to pieminēja, jo tieši pirms Eiropas eh, parlamenta vēlēšanām mēs diezgan daudz runājam par Kremļa ietekmi mūs, uz mūsu demokrātiju. Un tāpēc tas nav gluži uh, jautāju, ārlietu jautājums eh, demokrātijas izpratnē. Es redzu, ka Rumānijas prezidentūra padomē par to neinteresējas, bet eh, es vēlējos jautāt komisijai, vai būtu iespējams pirms eh, Eiropas vēlēšanām noskaidrot zināmus punktus, kur Krievija ir pārstāvēta, kurās demokrātijās. Uh, ar kurām partijām Kremlis reāli sadarbojas, kur Kremlis uh, iegulda savu naudu mūsu demokrātijās. Es domāju, ka šie jautājumi ir jāatbild pirms vēlēšanām un nevis pēc tam, jo um, vē, vē, vērojot to, kas uh, notiek ASV, tas ir radījis uh, pēcvēlēšanu krīzi. Uh, Komisāra kungs, vai jūs uh, vēlaties kaut ko paskaidrot šeit vai nē? Liels paldies tālāk es un D grupas vārdā uz divām minūtēm iekonsārī kundze. Thank you very much. Unfortunately. Liels paldies. Diemžēl e, ES un Krievijas uh, attiecības nav labākajā situācijā, un iemesls tam ir tāds, ka Krievija pārst pārkāpa uh, starptautiskās tiesības, uh, aneksē, anektējot uh, Ukrainas daļas. Tāpat bāžas raisa populistisku un um, nacionālistisku ES valstu valdību atbalsts Putinam, piemēram, no um, Orbāna puses. Un tāpēc ir e, nepieciešams darīt visu iespējamo, lai novērstu situācijas sāsināšanos. Mīnskas līguma īstenošana pierādītu to, ka Krievija vēlas sniegt savu ieguldījumu konflikta atrisināšanā Ukrainā, un mēs vēlētos e, uzsākt konsultācijas ar Krieviju, lai samazinātu pārpratumu risku viens no oficiāliem uh, fórumiem te varētu būt uh, mūsu starpparlamentārais uh, dialogs ar Krievijas parlamentu. Tas ir svarīgs instruments uh, spriedzes laikā. Un tāpēc abām pusēm vajadzētu likvidēt visus uh, šķēršļus šāda dialoga turpināšanai. Uh, lai mēs varētu turpināt savas pragmatiskās attiecības ar uh, Krieviju abām uh, pusēm interesējošās uh, sfērās, pārrobežu sadarbībā, Arktikas izpētē, jo tas varētu būt konstruktīvs ieguldījums mūsu pilsoņu labā Tas uh, būtu svarīgi arī cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs redzam, ka Erasmus Plus programma ir ārkārtīgi būtiska un tur būtu nepieciešams palielināt finansējumu. Fotīgas kundze ECR grupas vārdā. Liels paldies! Krievija sola tad, kad tā ir kaut kas ir jāsola, bet tā nepilda savus solījumus, ko līdz tā sajūtas spēcīgāka. Nu, to kāds slavens polis teica jau pirms simts gadiem, un manas tautas pieredze to pierāda. Uh, Tagad mēs to redzam pēc 2008. gada Gruzijā, pēc 2014. gada Ukrainā. Un, eh, ja runājam par Arktiku, tad arī to Krievija uzskata par savējo, tāpat kā visas citas uh, vietas pasaulē. Liels paldies uh, eh, Vautmanis kundze Alde grupas vārdā. Liels paldies priekšsādātāji, komisāra kungs. Patiesībā es eh, ļoti priecājos, ka šovakar mēs varam runāt par to, kādā situācijā ir nonākušas ES eh, e un Krievijas attiecības. Tās ir tālu no optimālām. To nākas atzīt. Dāmas un kungi, fakts ir tāds, ka šobrīd mums ar Krieviju ir mazāk kontaktu, mazāk sarunu nekā augstā kara laikos. Uh, un tam uh, vajadzētu raisīt pārdomas. Tas ir saistīts ar uh, to, ka mēs uh, esam nonākuši politiskā strupceļā, piecus gadus nosakām sankcijas un pretsankcijas, jeb atbildes sankcijas. Tāpēc es stingri atbalstītu jaunu Krievijas politiku. Tādu Krievijas politiku, kas uh, mūsu attiecības nostādītu plašākā kontekstā un pavērtu iespējas dialogam. Krievija ir un paliks būtisks Eiropas kaimiņš, un tas uh, prasa apņēmību no mūsu puses, uh, kas būtu balstīts uz nosacījumiem. Piemēram, um, 90. gados uh, notikušais uh, Helsinku process uh, nozīmē to, ka tad, kad bija panākts progress vienā jomā, mēs varējām ķerties uh, pie sarunām par citu jomu. Ar sankcijām mēs to nepanāksim. Mm, tāpēc um, arī cilvēki Krievijā uzskata, ka priekšnoteikumi ir svarīgi. Uh, Eiropā pieauga pret Krieviju vērsts noskaņojums, kas man liek aizdomāties. Un tāpēc, kolēģi, ir svarīgi, lai Eiropas parlamentā mēs eh, sūtītu signālu, ka mums ir jāatjauno sadarbība abām pusēm svarīgās jomās. Hārmsas kundze, arī man labāk patiktu labākas attiecības ar Krievijas pilsoņiem, bet es zinu, kas ir pret to. Krīmas okupācija, uh, karš ar Ukrainu, kas nerimst, kurā ir gājuši bojā 13,000 cilvēku, notriekta pasažieru lidmašīna, posts, kādā dzīvo mm, Donbas iedzīvotāji, Tatāru, padzīšana no Krīmas, Ukrainas e, jūrnieku arestēšana, kuriem šobrīd drauda e, psihiatriska ārstēšana. Uh, Putina agresija vēršas ne tikai pret uh, Kriev, uh, ne, Ukrainu, bet arī pret mūsu partnervalstīm. Moldāvija un Grūzija vēl pirms Ukrainas piedzīvoja šo agresiju, un mēs šobrīd uh, piedzīvojam, ka šī agresija vēršas arī pret Eiropas Savienību. Man ir jāteic, ka Krievijas konvencionālo un um, atombruņojuma uh, um, uzlabošana un uh, paplašināšana šo noskaņojumu vēl tikai sāsina. Krievija ierau, iejaucas uh, Eiropas referendumos, uh, Maķedonijas uh, iekšējās lietās uh, šobrīd uh, Francijas dzelteno vestu kustībā. Tas nav veiksmīgs uh, aicinājums atgriezties pie labām attiecībām. Krievijā tiek pārkāptas uh, pilsoņtiesību, aktīvistu tiesības, minoritāšu tiesības, un um, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesa, kā arī Eiropas padome jau vairāk kārt līdz šim ir pieņēmušas lēmumus un rezolūcijas, kas līdz šim ir palikuši bez sekām. Uh, Mēs arī vēlamies labākas attiecības ar Krievijas pilsoņiem. Mēs vēlamies, lai Krievija paliek Eiropas padomē, tomēr noteikumiem ir jātiek ievērotiem. Liels paldies goja e grupas uh, vārdā Helmuts Šalts, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātāji komisāra kungs. Divpusējās uh, attiecības ar Krieviju tiešām ir zemākajā, mm, pos, zemākajā punktā kopš 1990. gada. Mēs esam principiāli lēmumu priekšā, kā mēs uzturēsim mierīgas un partneriskas attiecības ar Krieviju, lai atrisinātu mūsu kontinenta problēmas, nu, pildot uh, mūsu pienākumu, risināt uh, konfliktus uz planētas. Pēdējo desmitu gadu laikā mēs esam mēģinājuši piedāvāt uh, risinājums, bet uh, nākotnē tas nebūs iespējams, ja mēs nesadarbosimies ar Krieviju. Referentes kundze, uh, Mums eh, ir jādomā, vai jāpaliek pie savstarpējās iebiedēšanas. Domāju, ka tas nav pārreizi. Mēs eh, aizvien dziļāk eh, maldāmies labirintā, kur mēs vairs viens ar otru nerunājam. Mums ir jābūt lietišķiem, ir jābūt kritiskiem un ir jābūt uz faktiem balstītam dialogam. Un Tas nozīmē arī, ka ir jāceļ apusējais sankciju režīms un jānodrošina parlamenta sadarbība. Mums būtu, kritizējot Krieviju, jāpavērtē arī pašiem sava politika un pavisam noteikti jādomā par sadarbību. FDD grupas vārdā divi ar pus minūtes ārnota kungs. Es neatbalstu uh, to, ko Krievija ir izdarījusi Krimā vai nesen Azavas jūrā. Es nezinu, kāpēc uh, gejs vēlētos uh, dzīvot tādā režīmā, kurš apspriež gejs. Kā politiskais uh, ir, ieslodzītais vēl joprojām ir Sencovs. Krievija faktiski ir viena no uh, lielākajām kristiešu vajātajām pasaulē, un man ir grūti noticēt, ka Krievijas virsnieki apmeklēja Salisberiju Novičoka uzbrukuma laikā, lai mm, kā turisti. Tas viss raksturo Krievijas režīmu, un, manuprāt, tas ļoti labi raksturo Krievijas ārpolitiku. Tā ir uh, troļļošanas valsts. Uh, un viņi mēģina mūs maldināt, turklāt um, uzskata sevi par uh, domātājiem. Krievijas ārlietu politika ir nonsens. Krievijas um, uh, um, režīms ir tērējis 97 uh, centus politiskajai reklāmai uz katra pilsoni. Tas ir mm, draudz mieram. Un tāpēc uh, mūsu interesēs būtu kaut ko mēģināt noskaidrot par to, uh, ko tā ir panākusi Lielbritānijas referenduma kontekstā, un es domāju, ka rezultāts mums nepatiktu. Mums uh, ir, mēs nedrīkstam ignorēt uh, šos, uh, šo noteikumu pārkāpumus. Un uh, apvienotās karalistes apelācijas tiesas lēmums uh, 4. martā gan norādīja, ka ir eh, grūti noticēt, ka referenduma iznākums eh, būtu citāds, ja šie pārkāpumi nebūtu notikuši. Tomēr tas ir apvainojums Britu demokrātijai. Un eh, mēs aizvien no jauna redzam, cik patoloģiski ir mēģinājumi ignorēt Lielbritānijas tautas gribu. Godātie kolēģi, Kalnietes kundze, jūs esat uh, gulaga bērns. Es saprotu, ka jūs rīkojaties, vēršaties pro, pret šo sistēmu, jo jūs no tās esat cietusi pati. Arī pats es esmu cīnījies pret komunismu sistēmu, jo tās balstījās viss uz meliem. Bet mēs nedrīkstam sajaukt divas lietas. No vienas puses sistēma, no otras puses valsts. Krievi bija tie, kas visvairāk paši cieta no staļinisma. Un bolševisms bija pārstāvēts daudzās iestādēs, un tad, kad uh, mums ir darīšana ar Krieviju, tad nevajag visu uztvert negatīvi. Mēs eh, dažkārt arī Francija, Čehija un citas valstis saskata intereses Eiropā, un mēs nedrīkstam izmantot bolševiku metodes un saukt populistu kustības par piekto kolonu. Uh, Tagad vārds komisāru kungam atbildēja. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā uh, referente, deputāti, pateicos jums par uh, jūsu pausto viedokli. Mūsu kopīgās interesēs ir uh, saglabāt vienotu un realistisku pieeju attiecībām ar Krieviju, labāk izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai nostiprinātu mūsu pašu noturību un lai uh, veiktu uh, politisku miedarbību noteiktos uh, atsevišķos jautājumos, lai uh, stiprinātu kontaktus starp tautām. Uh, un es gribu teikt, ka parlamentam ir ļoti svarīga loma paturot šo uh, jautājumu darba kārtībā. Tagad vārds Kalnietes kundzei noslēguma vārdiem. Godātie kolēģi, runāšu latviešu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas šodien piedalījās rezolūcijas apspriešanā. Ir rezignēti jākonstatē, ka salīdzinot ar līdzīga satura rezolūciju ko eiropas parlaments pieņēma divi tūkstoši piecpadsmit. gadā eiropas savienības un krievijas attiecības nav uzlabojušās bet gan pasliktinājušās un es neredzu nekāda pamata cerībām ka pārskatāmā nākotnē kremlis varētu mainīt savu ideoloģiju un stratēģiju kas vērsta uz eiropas savienības destabilizāciju un krievijas pašizolāciju šajā nedēļas nogalē maskavā un voroņežā bija plaši protesti pret kremļa ieceri izolēt krievijas internetu no pārējās pasaules. tā ir kārtējā zīme cik ļoti putina režīms baidās no informācijas dažādības jo apzinās ka atvērtība ir drauds režīma pastāvēšanai ja psrs sabrukums runājot putina vārdiem bija xx gadsimta lielākā ģeopolitiskā katastrofa tad kremļa izvēlētais kurs uz krievijas valsts un tautas izolāciju var novest līdz lielākajai xxi gadsimta ģeopolitiskajai katastrofai. tāpēc mums eiropā ir jāatmet ilūzijas ka izdosies atgriezties tajā cerīgajā sadarbības stāvoklī kas starp eiropas savienību un krieviju veidojās pēc dzelzceļa priekškara krišanas. diemžēl tas nenotiks tik drīz katrā ziņā ne putina valdīšanas laikā. šī īstenība mums ir jāpieņem un atbilstoši tai jāveido mūsu politika attiecībās ar krieviju. paldies! Thank you, colleague. Uh, the debate is closed. Uh, the vote is tomorrow. We... Paldies. Uh, uh, debats noslēgušās, balsošana notiks par šo jautājumu rīt, un tagad uh, postas kundzes uh, ziņojums par Eiropas Savienības spēju konfliktu noregulēšanā un uh, mediācijā. It doesn't work? It does work? Okay. Is... Eiropas Savienības pēc savas būtības ir miera projekts, un līdz ar to mums ar vien ir jāapliecina mūsu apņemšanās veicināt mieru pasaulē. Ziņojuma pamata ideja ir stiprināt Eiropas Savienības institucionālās spējas novērst konfliktus un īstenot starpniecību konfliktu gadījumā. Mēs vēlamies arī stiprināt Eiropas parlamenta kompetenci šajā jomā. Mūsu galvenais ierosinājums ir izveidot Eiropas Savienības augsta līmeņa um, padomdevēju padomi par konfliktu risināšanu. Š šī padomi to veidos augsta līmeņa eksperti, augsta līmeņa konsultatīvā padome arī uh, atainos to, ko mm, Eiropas Savienība tagad e, pārstāv pateicoties jaunajām izmaiņām. Nepārprotam ir vajadzīgs e, skaidrs mandāts attiecībā uz e, pie, miera veicināšanu visos līmeņos pasaulē. Ir izveidots institucionāls mehānismus, īpašās darba grupas, uh, konkrētu konfliktu gadījumā arī šie ir svarīgi aspekti, kā veicināt ēst konfliktu novēršanas un starpniecības spējas. Šie me mehānismi ir ļoti efektīvi un arī pragmatiska pieeja, koordinējot Eiropas Savienības um, institucionālo darbu, ir ievērojams um, ieguldījums, kā uzlabot miera situāciju esam nākuši klēr ar seciem priekšlikumiem. Padomēji konfliktu novēršanai un starpniecības spēju uzlabošanai jābūt svarīgam darba kārtības punktam. Runājot par Eiropas parlamentu. Eiropas parlamenta loma politisko konfliktu risināšanai ir ar vien mm, svarīgāka. Ziņojumā ir paredzēts arī iecelt priekšsēdētāju vietnieku, kas ir atbildīgs pār konfliktu novēršanu un dialogu stiprināšanu. Igada ziņojums parlamentam par progresu Eiropas Savienības politikas apņemšanās mērķu īstenošanā arī tiek pieprasīts ziņojumā. Turklāt um, esmu skaidru valodu runājis par budžetu, Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu efektīva konflikta novēršanā un starpniecībā, mums jānodrošina, ka nākošajā daudzgad finanšu schēmā ir paredzēts iep, pietiekams finansējums šim mērķim. Mums arī jāsaprot, ka ir jāizmanto sieviešu pieredze, jauniešu pieredze un jāiesaist arī pilsoniskā sabiedrība visās konfliktu novēršanas starpniecības darba fāzēs. Tāpēc eh, ierosināja ir iekļaut eh, dzimuma perspektīvas eh, šajā jomā. Padome pieņēma arī secinājums par mieru saistībā ar sievietēm pērnā gada decembrī, un tas apliecina šo saikni. Mēs atgādinām Eiropas Savienības pienākumu īstenot miera darba kārtību. Tajā iekļauta um, eh, eh, ANO eh, drošības padomas rezolūcija 3025 jānodrošina, ka ANO miera darba kārtība ir iekļaut visās Eiropas Savienības politikās un centienos. Man jāsaka, man pārsteidz tas fakts, ka vairums uh, AFET komitejas locekļu nepieņēma dzimuma aspektu iekļaušanu šai ziņojumā, lai sabalansētu šo ziņojumu, tad es nācu klēr šādiem grozījumiem. Aicina Eiropas Savienību uzņemties līderu lomu, īstenojot uh, ANO drošības padomis rezolūciju par sievietēm un drošību, izveidot uh, konfliktu novēršanas uh, atskaita atbildības mehānismu, iecert, iecelt starpniekus uh, no Eiropas parlamenta tagadējiem bijušajiem deputātiem un jāparedz atbilstoši finansējums šim uh, mērķim. Paldies, postkundze, tagad brīvais mikrofons šajās debatēs. Pirmā uzstāsies Vordas kundze, vienu minūtu lūdzu. 8. martā piekdien tika svinēta starptautiskā sieviešu diena. Es eh, izmantoju iespēju padomāt par eh, sieviešu lomu konflikta zonās. Viņas cieš no cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņ, pret viņām tiek izdarīta fiziska un garīga vardarbība miljoniem sieviešu konfliktu situācijā tiek pakļautas eh, vārdarbībai. Eiropas Savienībā ir jārisina problēmas ar vārdarbību, kas vairs pret sievietēm un jānovērš arī jebkura diskriminācija pamatojoties uz dzimumu. Un ir jāizvērš atbilstoša izglītošana gan vīriešiem, gan sievietēm, runājot par abu dzimumu tiesiem. Taču neviens no šiem instrumentiem nevar būt efektīvs, ja netiek iesaistīts sievietes no visas, eh, no eh, jebkuras vīdes. Un veidojot politikas, kas vērst uz sieviešu aizsardzību, mums ir jāiesaist pēc iespējas vairāk pilsoniskās sabiedrības eh, pārstāvi, kas palīdz sievietēm grūtā situācijā uz vietas. Paldies, Vordas kundze, Marijas kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Konfliktu novēršana un starpniecība ir būtisks mērķis Eiropas Savienībai. Jo Eiropas Savienība ir starptautisks spēlētājs, tā ir maigās varas nesēja, kuras uzdevums ir rīkoties saskaņā ar e, miermīlīgu līdzās pastāvēšanu. Te ir arī runa par Eiropas Savienības pamatvērtībām. Pirmkārt, nedrīkst iejaukties katras eh, valsts iekšējās vietās. Ir, tad ir jā, jābalstās starptautiskajām mm, tiesībām, jāievēro cilvēku tiesības. Miermīlīgā ceļā jārisina eh, konflikti, pamatoties uz ANO hartu. Turklāt mm, Eiropas Savienībā jārīkojas uh, diplomātiski, izmantojot parlamentu, jo tā uh, var veicināt atbilstošu attieksmi arī citās valstīs un risināt konfliktus, taču galvenais ir vērsties pret tiem cēloņiem, kas izraisa konfliktus. Un nepārprotami jābūt uz cilvēku vērstai pieejai no Eiropas Sanības puses. Paldies, kolēģi! Komisijas vārdā komisārs Navračišs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos uh, sirsnīgi sveikt ziņojumu par ēst konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošanu Kā referenta postkundze atbilstoši norāda, konflikta novēršana un starpniecība ir būtisks jautājums mūsu ikdienas darbā. Tās ir mūsu prioritātes, kā norādīts arī mūsu globālajā strateģija šodien. Eiropas Savienība ir iesaistīta 14 dialogu veidošanas e, procesos visā pasaulē. Eiropas Savienības centieni ir nepārprotam redzami citos gadījumos, un tas ir apzināti, mēs strādājam diskrētāk. Konflikta gadījumā mums ir jāstiprina mūsu centieni un jāiestājas par starpniecību kā automātisko pirmo atbildi uz konfliktiem. Tā ir arī prioritāte Eiropas Savienības ārējās darbības dienestam. Pašreizējais darba, darbs paredz Eiropas Savienības uh, līdzdalības starptautiskos uh, mieru procesos, kā piemēram Malī. Mēs arī veicinām konfliktā iesaistīto pušu spēju virzīties pretī mieram Centrālās Āfrikas republikā. Vēl viens piemērs ir sieviešu dzimumu starpnie, starpniecības uh, centienu veicināšana Sīrijā un Jemenā. Līdztekus tam mēs cieši sadarbojamies ar mūsu reģionāliem partneriem, kā ANO, Āfrikas Savienību, ECO un citiem, atbalstot viņu starpniecības darbu. Konfliktu skaits un pieaug pasaulē tie kļūst arī sarežģītāk, līdz ar to mums jāstrādā vēl ciešāk kopā un jāpapildinam citam cita centieni mēs arī sadarbojamies ar dalībvalstīm un aicinām Eiropas parlamentu stāstīt par uh, savu pieredzi, lai mēs uh, veidot kopīgu pieeju starpniecības jautājumu. Plānojot ārējā darbības dienesta starpniecības uh, centienus, tiek veidots uh, um, Eiropas Savienības starpnieku um, spēks, kopīgs personāls. Un mēs arī izvērstējam risku un paplašinām e, info, mūsu informētību. Dažkārt ir grūti pierādīt, e, ka mūsu centieni konfliktu novēršanas jomā ir vainagošies panākumiem, jo tie bieži vien notiek e, diskrētā veidā. konfliktu daba pastāvīgi mainās, tie kļūst sarežģītāk. Eiropas Savienībai ir jāspēj pielāgoties eh, mainīgai situācijai, un mēs eh, cenšamies eh, to darīt. Es rēķinos ar jūsu atbalstu, ka mums izdosies um, atvēlēt līdzekļu šim mērķim, proti konfliktu novēršanai. Pateicos referentai postā jums visiem par šo svarīgo ziņojumu. Tas uz svarīgajiem jautājumiem raugās atbilstoši Es ceru uz tālāku sadarbību. Paldies! Paldies, komisār kungs! Debats ir beigušās, balsojums notiks rīt. Tagad uh, pāriem pie pēdējā darba kārtības punkta šovakar. Vienu minūti ilgas uzstāšanās. Pirmais uzstāsies uh, Murašana kungs par Liviju Babešu un pretkomunistu varoni Rumānijā. Hmm. domnule președinte liels paldies priekšsēdētājam! šogad mēs svinam 30 uh, gadus kopš komunisma krišanas um, austrumu un centrālajā Eiropā, kas uh, ir novedis uh, pie būtiskām izmaiņām gan Rumānijā, gan citās šī reģiona valstīs. Komunisma sabrukums um, ir novedis uh, pie um, daudzu cilvēku dzīvību zaudēšanas. Um, 1100 cilvēki zaudēja dzīvību 1989. Um, gadā, un Liviju Babešu aizdedzināja sevi slēpošanas trasē, lai protestētu pret uh, komunisma režīmu 1989. gada 2. martā. Uh, Babeša kungs sevi aizedzināja Breslovas um, slēpošanas kūrortā, kas ir populārs uh, ārvalstu turistu vidū, un tas parādīja, cik uh, būtisks ir protests pret komunismu režīmu. Šīs revolūcijas 89. gadā noveda pie ļoti būtiskiem, uh, būtiskām pārmaiņām. Uh, cilvēktiesību pārkāpumi Dienvidāfrikā. Lielas paldies, kolēģi! Šajā pēcpusdienā es uh, gribēju runāt uh, par pilsoņiem, kas uh, uzticējās valstī. Un, un tomēr pēc uh, tūkstoš. Uh, 2016. un 17. gada zemestrīcēm mēs redzējām, ka nekāds atbalsts šiem cilvēkiem reģionā netika sniegts. Mēs dzirdam ļoti savādas ziņas. Vietējās iestādes ir izmantojuši šos līdzekļus finansējumam citiem projektiem reģionā. 54 tūkstoši tika izmantoti palīdzības sniegšanai veselības jomā, bet 23 eh, citur mums ir jāsaprot, kas ir noticis, tāpēc es aicinu komisiju izmeklēt, kas ar šiem līdzekļiem ir noticis. Ir nepieņemami, ka cilvēki cieš no zemestrīces un pēc tam vēl tiek piekrāpti. Liels paldies eh, par eh, kopējo drošības un aizsardzības politiku, kā arī energodrošību. Madrīds kungs. Paldies priekšsēdietam. Pirms dažām dienām vidusjūras austrumos tika atklāts jaunas dabas gāzes atratnes e, Kipras e, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Tas e, ir pozitīvi, var veicināt enerģētikas, energodrošību Eiropas Savienību. Tas arī nodrošinātu noteikti labāku stabilitāti šajā reģionā gan Eiropas Savienības valstīm, gan trešām valstīm. Taču Turcija palielina savu uh, agresivitāti. Un ja, v, savā vēsturē, kā tā lepojas, tā izvērš vislielākos militārās mācības vidusjūrā. Turcija ir izveidojusi uh, savu harti, uh, karti un uh, tajā Kipra parādās kā Turcijas pagarinājums. Te, te ir karte, karte te ir Turcija, un te lūk, jūs redzat Kipru rāda karti. Mavridis kungs. Uh, Kipras jautājumu mēs arvien paliekam tikai pēc kaut kādiem paziņojumiem, kad mēs beidzot uzticami rīkosimies. Mums ir jāievieš eh, sankcijas un embargo Kiprai. Paldies! Čakī kungs eh, par to, cik svarīgi ir cīnīties pret korupciju Eiropas Savienībā. Vienu minūti elnök úr! a korrupció veszélyeire és következményeire szeretném felhvni a figyelmet. priekšsēdētāji es vēlētos pievērst visu uzmanību tam, kādus draudus rada korupcija. Daudzi uzskata, ka tā ir tikai teorētiska problēma, par kuru ir vienkārši runāt. Un tad uh, mēs uh, apmierināmies ar risinājumiem, kas nav novesti līdz galam. Uh, Un uh, es nesen viesojos uh, valstī, kur, uh, kur es redzu, ka valdība izmanto kā korupciju kā darba metodi. Ir uh, skaidrs, ka Slovākijā organizētās noziedzības grupas ir gatavas veikt arī citus noziegumus un e, nogalināt citus cilvēkus. Tāpēc es gribētu teikt, ka nav pietiekami ar to, ka mēs atklājam notikušos noziegumus. Mums ir jācīnās, lai korupcija nekļūtu daļu no, kor no mūsu sistēmas. Kaputo kungs e, par savu vēlēšanu apgabalu svarīgiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji! Parīzes līgums par emisiju sistēmu savienībai ir parādījis skaidru ceļu. Cīņa pret uh, emisijām, veselība pirmajā vietā, tomēr Itālijas dienvidos ir uh, ļoti bīstama situācija Torento reģionā. Lielu draudu rada emisijas un cilvēkiem faktiski uh, ir jāizvēlas starp darba vietām vai veselību. Arī valdība neturas pie solījumiem, neko nedara attīstībai. Nodarbinātības politikas dati tiek vērtēti kā nepareizi vai maldīgi. Tāpat arī Apūlijas reģions uh, saskars ar grūtībām apkopot datus, un šī situācija aizvien turpinās. Mums ir nepieciešams viens miljards eiro, lai mēs eh, nodrošinātu reģionu pārēju uz uh, zem izmešu līmeņa ekonomiku. Pēc uh, dabas katastrofas, kas pārpludināja Haņā pilsētu, tika aicināts eh, vienu miljardu eiro eh, atdot eh, Eiropai. Tā vēlreiz tiek apliecināts, ka Trojka turpina uzraudzīt jau tā izputnāto Grieķijas tautu. Uh, Šā, šādu summu tika aicināts sadot Eiropas centrālajā bankai, jo tā par čet, ar 4% atlaidi pārdeva Grieķijas obligācijas. Un tā šī banka vinēja pār par 20 miljardu eiro. It, it kā to nepietiktu. Drāgi tagad eh, neapmaksātos eh, kredītus aicina par eh, lēts virumu pārdot tālākajiem spekulantiem. tagad par eh, viszemāko cenu tiek eh, pārdoti Grieķijas īpašumi. Un tāda ir Haņa eh, pilsētas mēra nostāja, un šī pilsēta smagi ir cietusi no plūdiem. Tagad eh, es aicinu izteikties Mačelēsī kungu, runājot par Eiropas Savienības eh, pilsoņiem, pārējot uz eh, citu enerģiju. Paldies, priekšsādātāji! Mums uh, ir atlikuši tikai 11 gadi, lai mazinātu klimata pārmaiņas. To saka starptautiskie zinātnieki un tūkstošiem jaunu cilvēku, kas iziet ielās. Mm Mēs uh, nevēlējāmies viņus šeit šodien ielūgt, uh, kā es dzirdu, un mm, tas um, ir skaidrs. Dažiem durvis uh, tiek atvērtas, citiem nē, bet ir nepieciešama politiskā rīcība, vērtējot to, kāda klimata katastrofa ir gaidāma. Mums ir jādomā par ātriem, integratīviem risinājumiem, lai mazinātu klimata pārmaiņas, kas nevienu neatstātu likteņa pabērna lomā. Jaunajiem cilvēkiem mums ir jādod cerība, jo pretējā gadījumā es nevarēšu skatīties um, acīs savām um, meitām. Paldies! Eiropas Savienībai ir tas goks un spēja vadīt Eiropa domas eh, prezidentūru tagad izšķirošajā brīdī. Kā tad mums sokas? Nu, pirms mēs ķeramies klāt mūsu prezidentūrai, mūsu pašu prezidents Johannes Kungs eh, teica, ka mēs neesam tai gatavi, taču šodien mūsu partneri novērtē trīs lietas politisko gribu. Uh, E, Rumānijas valdības pamatīgumu un prioritātes, kas ir izvirzītas. Tātad mūsu vēlmi virzīt tālāks Eiropas projektu. Mēs arī apliecinājām nevainojums organizatoru spējas saistībā ar visiem pasākumiem, kurus organizējam un sanāksmēm, un mums ir arī augsta līmeņa eksperti. Mēs arī parādījuši mūsu valsts vērtību, mums ir centīgi cilvēki mums vēl ir četri, me, darba mēneši, taču mēs varam teikt, ka par spīti iekšējai opozīcijai un Johannes kungs sacītēm mūsu prezidentūra bijis veiksmīgi. Paldies tālāk Konečnu kundze par uh, Polijas un Čehijas uh, strīdu par sliktas kvalitātes gāļu. Liels paldies, kolēģi! Čehijas republika un Polija šobrīd jau vairākas nedēļas um, ir iesaistījušās strīdā uh, par um, lielopu gaļu, kurā konstatēta salmonoloze un no kuras 700 uh, kg tika nosūtīti uz uh, Čehiju. Mēs esam Višagrādas četrnieka valstis, un es gribēju paskaidrot Čehijas pozīciju. Ir loģiski, ka Čehijas iestādes ir sākušas kontrolēt polijas lielopu gaļas kvalitāti. Mēs nevēlamies pazemot mūsu kaimiņu, mēs tikai vēlamies sevi pasargāt. Uh, Čehiem nav jāēd bīstami sliktas kvalitātes produkti, tomēr es stingri nosodu to veidu, kādā tika iesaistīta Eiropas Savienība, kura prasa šīs kontrolas atcelt. Polija ir tikai jāpierāda, ka veterināri darbojas lopkautuvēs un ka pietiek ar sanitārijām kontrolēm, bet tas nav racionāli. Mums ir jābūt tiesībām aizsargāt sevi un mūsu tiesības. Hārkins kundze par Brexit. Šodien sarunas turpinās par Brexit. Tas notiek telpā zem mums un visapkārt. Sarunās varbūt ir vērts pievērstiet konstruktīvai piemiņai, taču ir sarknās līnijas, kuras nevar šķērsot. Šajā kontekstā mani aizskara komentāri no GF Herhofstāda galvenā Eiropas parlamenta uh, sarunu vedēja, viņš uzstāja uz uh, lielās piekdienas vienošanās stiprināšanu. Taču uh, mani uztrauc, ka risinājums par uh, necieto, neredzamo robežu ir jā. Ja, paredz to, ka iespējams apvienotā karalists no tā atteiksies. Lai kāds būtu šis risinājums, tas būs tikai pagāja, taču to var panākt tikai vienojoties. Nedrīkst pieļaut to, ka, ka apvienotā karaliste vienpusēji varētu pārtraukt šo risinājumu. Paldies, arī Kabras kundze, kungs par attīstību pamatiesību jomā Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā nedēļā labai ekstremistisks grupējums Vox, ar kuru pēc Tajānī kunga ielūguma viesojās parlamentā. Prezidents šādu lūgumu, ko iesniedza Katalonijas prezidents Puģdemons, noraidīja un pamatoja to, ka to prasa drošības apsvērumi. Bet patiesībā drošības apsvērumi prasītu lielākus resursus Voks vizītes gadījumā, jo no deputāti no viņiem būtu jāsargā Kāpēc eh, prezidents noraida demokrātiski ievēlēta Katalonijas prezidenta lūgumu? Nu, kāpēc eh, tiek eh, runāts ar labējiem ekstrēmistiem, bet nevis atzītiem politiķiem? Atzītiem politiķiem. Krūpes kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējo gadu laikā kristiešu stāvoklis ir pasliktinājies. Saskaņā ar datiem 200 miljoni kristiešu cieš no vajāšanām, 350 miljoni izjūt diskrimināciju. 2018. gadā tika nogalināti 20 misionāri Mums ir ziņojums par to, esam izstrādājuši to Strasbūrā, ir paredzēts arī īpašs mandāts attiecībā uz reliģisko brīvību ārpus Eiropas Savienības. Taču kristieši, kas dzīvo Eiropas Savienībā, arī spiesti sev aizsargāt, īpaši ņemot vēro ANO un Eiropas parlamenta iz, um, izstrādātu dokumentu dēļ tie iestājas par seksuālo veselību, kas uzliek par pienākumu seksuāli izglītot bērnus un legalizē homoseksualitāti un uh, homoseksuālas laulības, kas ir uh, pretēji kristiešu nostājai un arī dabai un Dievs ir pret to. Tā ir vardarbība un varāšana, vajāšana, tāpēc iestājas par drošību un mūsu pilsonisko tiesību ievērošanu. Jūsu laiks beidzās tagad, tad es eskulgs par mm, intelektuā īpašuma aizsargāšanu. Rumā, par Rumānijas prezidentūras sakarā. Paldies priekšstādētāji, godātie kolēģi! 20. februārī Rumānija spēra vēl vienu soli uz priekšu virzienā uz autoru tiesību direktīvas apstiprināšanu. Tas ir viens no sarežģītākajiem dosie, kas tiek apspriests Eiropas līmenī. Vienošanās, ko Rumānijas prezidentūra panāca kopā ar dalību valstīm, apliecina to, ka ir uh, panākts visām pusēm pieņemams kompromiss, lai modernizētu pašreizējo tiesisko regulējumu. Līdz ar to Rumānijas valdība apliecina, ka par spīti dažādiem apgalvojumiem tā spēja pildīt uh, savus uzdevumus, kā uh, Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Paldies! Paldies tagad par uh, cilvēku tiesību situāciju Brazīlijā. Pirms gada šajā plenārsēdē mēs nosodījām Mario Franko vajāšanu. Tas nebija kā kāds parasts noziegums, tas bija homofobs. Uh, noziegums, un tas raksturo pašreizējo situāciju Brazīlijā. Ir nepieciešams veikt neatkarīgu izmeklēšanu, tas jādara varas iestādēm Brazīlijā, jo šajā gadījumā notiek politiskā vajāšana. Uh, tiek vajātas personas, kas uh, kritizē pastāvošo iekārtu, un tādēļ ir jāgarantē visu cilvēku tiesību uh, aizstāvju tiesības Brazīlijā un nedrīkst pieļaut uh, nekādu šādas vajāšanas atkārtošanos. Nākamā runātā ir Vārdas kundze par Eiropas Savienības apvienotās karalistes tie, pilsoņu tiesības uz veselības aprūpi Brexit kontekstā. Es uzskatu, ka veselības aprūpe ir vispārējas tiesības. Tomēr Brexits apdrauda šīs tiesības gan uh, Britu pilsoņiem, kas dzīvo 27 dalībvalstīs, gan uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo apvienotā karalistē. Es aicinu panākt uh, manai valdībai uh, garantijas uh, pilsoņu tiesībām izstāšanās līgumā, lai lai mūsu uh, ģimenes varētu saņemt veselības aprūpi un tām būtu nodrošināta sociālā aizsardzība. Es aicinu dalību valstu valdībām iet vēl tālāk, garantējot šīs tiesības, balstoties uz Eiropas vērtībām pilsoņu dzīve ir kļuvusi neciešāmā nenoteiktības dēļ saistībā ar Brexitu. Uh, Terēza Meija, kur uh, tiekas šodien ar uh, Žanu-Klodu Junkeru, būtu padomājusi labāk par to, kā viņi ietekmē miljoniem cilvēku dzīvi. Nākamā runātāja Miranda Skundze par ārzemēs dzīvojošo Eiropas jauniešu situāciju. Paldies! priekšsēdētāji. Manā uh, valstī šīs, uh, jāsaka, es esmu mainījis savus uzstāšanās tematu tūkstošiem uh, sieviešu ir izgājušas ielās, lai uh, iestātos par savām tiesībām, lai vērstos pret nevienlīdzību. Uh, siev, mūsu meitas, uh, māsas, mazmeitas uh, cieš no aizspriedumiem, un mums ir jābūt uzmanīgām, arī ir jāvēršās pret fizisku vardarbību, arī pret to, ka mums tiek maksāta mazāka alga. Uh, un arī par to, ka citi vēlas pieņemt lēmumus sieviešu vietā. Mums ir skaidri jāpauž savus viedokļus, jāiestājas par savām tiesībām. Mums uh, ir jāvēršas pret uh, tādām partijām, kas noliedz vardarbību pret sievietēm. Uh, Un uh, tagad par prezidenta Makrona vēstuli Eiropas uh, Savienībai. Popas kungs. Um, Makrona vēstulē ir norādīts, ka ir nepieciešama attīstība, bet ievērojot dalībvalsta tiesības. Un uh, vēlēšana kampaņā mums ir jāpierāda, ka Eiropas uh, projekts tiešām ir pelnījis visu pilsoņu uzticību. Uh, pilsoņu tiesības, eh, lielāku brīvību, lielāku labklājību, bet ne bailes un eh, iebiedēšanu. Mēs esam ģimene, kurai ir kopīgas vērtības, bet eh, tiek cienīta arī katra individualitāte. Es priecājos par prezidenta Makrona vārdiem, kurš teica, ka Eiropa ir projekts, kuram jākalpo visiem Eiropas pilsoņiem un ikvienam pilsonim jābūt tādām pašām tiesībām. Uh, Tas nozīmē, ka tai ir jābūt savienībai bez kaut kādiem koncentriskiem apļiem, bez nevienlīdzības starp dalību valstīm. Ir um, labi, ka mēs domājam par Eiropas pilsoņu sociālo drošību, bet tikai tad, kad mēs būsim uzklausījuši visus argumentus bez jebkādiem strīdiem, mēs varēsim uh, to īstenot par um, antisemītisku incidentu pieaugumu Eiropā, Palmerkungs. Berlīnē ļoti redzams ir eh, holokausta memoriāls eh, par piemiņu nogalinātajiem ebrejiem. Es eh, to redzēju un um, tomēr nākas konstatēt, ka tik uh, daudzus gadus, um, kad esam pārkāpuši 21. gadsimta slieksnim, antisemītisms joprojām šķiet biedējošs. Tas izpaužas visbriesmīgākajos veidos ievērojami pieauga antisemītisku incidentu skaits pēdējos gados Eiropā, un pamatiesību aģentūra par to pagājušajā gadā ziņoja, sakot, ka secinājumi rada trauksmi. Mums uh, ir uh, jāraugās, uh, kā tas izpaužas uh, visā politiskajā spektrā. Mēs uh, mums ir jārīkojas apņēmīgi un steidzīgi. Liels paldies! Tālāk uh, Batona kungs, um, Batena kungs uh, par tieslietām viena minūte. Mērs kundze, Mērs kundze ieradās Strasbūrā, lai kārtējo reizi tiktos ar Junkeru kungu. Cik reizi viņa lūgs vēl izstrādāt vēl ļaunāks noteikums nekā jau ir? Pēdējie deviņi mēneši ir bijusi vissmalkākā uh, Eh, šarāde, lai eh, panāktu eh, Eiropas, lai panāktu apvienotai karalistē pilsoņiem uzskatu, ka došanās prom no apvienotās karalistes ir briesmīgākais var notiks. Viss šis process ir bijis vērs, vērs uz to, lai mēs dotos prom kā zaudētāji. Ja mūsu politiskā līdera un politiskā klase nevar novērst Brexit, tad vispār vismaz viņiem būtu jāsagatavot tāda nostāja, lai mēs pēc iespējas drīzāk veiksmīgi varētu iestāties atpakaļ, lai kas tiktu panākts šajā vienošanās procesā. Tā būs tikai vēl tālāk uh, uh, grūta situācija apvienotās karātas pilsoņiem. Boilens kundze par uh, um, smago finansiālo situāciju vientuļajiem Uh, vecākiem īrijā. 400 tūkstoši uh, iedzīvotāju ir uz nabadzības uh, sliekšņa, bet mēs runājam te vēl par oglekļa nodavu. Tas ir tikai miglas pūšana acīs. Mēs turpināsim iegūt šādu degvielu, turpinās strādāt arī lielie uzņēmumi šajā jomā. Eh, Shell un Exxon un eh, citi. Un sodīti tiek parastie pilsoņi. Mums vienkārši būs jānovērš trūkumi, ka lielie uzņēmumi nemaksā nu, no, nodokļus, un mums jāiestājas par ilgspējīgām alternatīvām un jānosaka termiņš, kad jāpārtrauc lietot uh, eh, fosilē degviela. Paldies, Lebretona kungs! Bayer uzņēmuma lobby darbība Briselē. Vienu minūti. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Branču prese ir atklājusi, ka gandrīz visas Eiropas politiskās partijas, izņemot ENF, saņem uh, transnacionālo uzņēmumu finansējumu, tā skaitā ALDE, centristu partija, ar kuru uh, sadarbojas. Uh, uh, Makrons, un viņi ir saņēmuši no Bayer Google uh, uh, uh finansējumu, it īpaši Bayer gadījums ir ļoti uh, nopietnas, jo tie, viņi tirgo ģēmo uh, sēklas, viņiem ir 13 algoti darbinieki un 2 miljoni izdevumu lobēšanai uh, uh, Briselē. Viņi arī uh, otrā pasaules gara, uh, kara laikā uh, veica eksperimentus ar uh, cilvēkiem un sadarbojās ar nacistiem. Nu, uh, tādi ir uh, viņus uh, politiķu sabiedrotie. Paldies tagad uh, Sošņērca kungam vārds par. Uh, Uh, pastāvīgu struktūrētu sadarbību. 1. mārtā mēs atcerējāmies tā sauktos um, nolemtos uh, kārēvjus otrajā pasaules karā, ko, um, kas samaksāja ar savu dzīvību, kad viņus likvidēja padomu savienība, tāpēc uh, man ir kauns uh, raudzīties, ka parlamentārs komunisms joprojām tik ilgus gadus uh, pēc kara tiek uztverts nopietni. Mēs esam nosodījuši nacionālu sociālismu, tomēr komunisms joprojām tiek uh, uztverts nopietni, un komunistu partijas um, joprojām sēž mūsu parlamentos. Uh, Tie ir cilvēki, kas nav pelnījuši, lai viņiem paspiestu roku. Vismaz atceroties to mūsu priekšteču piemeņu, kas kļuva par upuriem ideoloģiskiem komunismam. Paldies, kolēģi! Līdz ar to esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu. Atsāksim darbu 12. martā. Pulksten 9 līdz 14.30, pēc tam no 15. līdz pusnaktī, un es novēlu jums visiem labu nakti.